Tikai mirklīte. Šis ir pēdējais balsojums par ļoti svarīgu Eiropas tiesību aktu vīzu kodeksu, kas gal galā kalpos mums šai brīvību tiesību un tiesiskumu telpai. Un tāpēc, eh, nu, šai parlamentā mums ir tā ierasts, ka pirms plenārsēdes referents var uzstāties visu kolēģu priekšā un paust pateicību par lielisko sadarbību, par konstruktīvo sadarbību, ko visu šo gadu laikā esam īstenojuši jo, nu, nu dienu laiks ir pagājis pamatīgs četri gadi sūra darba. Paldies ēnu referentiem, paldies Lībe komitejai, kas savukārt virzīs priekš šo dokumentu, paldies Lībe komitejas priekšādātājam Klodam Morāšam. Bet ņemot vērā, ka šis vienlaikus ir arī, šī ir vienlaikus arī pēdējā plenāra sesija šim mandātam, tāpat ir ierasts paust publiski domu arī par to, cik lieliski ir bijis kalpot Eiropas pilsoņiem šeit, šajā namā, šai parlamentā, kas ir vienīgā vēlētā, demokrātiska vēlētā iestāda Eiropas Savienībā. Nu, un, protams, gribu izmantot attiecīgi šo iespēju, lai ikvienam no jums vēlētu to labāko. No visas sirds. Un gribu to pavisam publiski arī pateikt, ka man ir bijis liels gods kopā strādāt ar jums visiem šos pēdējos piecus gadus. Liels paldies jums visiem, godātie kolēģi! Liels paldies, saka priekšsēdētāja eh, Lopesam Agilāram. Mums jābalso ar personālu balsojumu par 89. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un līdz ar to pirmais lasījums noslēdzies parlamentā. Tālāk pārējām pie Saraus Antošas ziņojumu. Arī tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. 82. grozījums. Un beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasības parlamentā noslēdzies. Pārējām pie referenta Rādeve ziņojuma. Personāla balsojums par 73. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. grozījums par pret atturs. Pieņemts. 75. grozījums par pret atturs atturas pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā noslēdzies. Pieņemts. Pārējiem tālāk pie Rēdas kunga ziņojuma. Un balsosim par 189 D grozījumu par, pret, atturas. Noraidīts 190 D grozījums par, pret, atturas. Noraidīts 191 grozījums par, pret, atturas Norēdīts. Tālāk par komisijas priekšlikumu ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir apstiprināts. Tālāk pārējiem pie Virkunenes, Marinesku un Teličkas kunga ziņojuma 108. grozījums par pret atturas Nu, nebija īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un par komisijas priekšlikumu ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir apstiprināts. Un visbeidzot par Daltonu kunga ziņojumu balsosim. Tālāk par grozījumu bloku no attiecīgās komitejas blokā par pret atturs pieņemts. 19. par pret atturs pieņemts. 31. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vēlaties pārbaudīt elektroniski 19. Labi, pārbaudīsim 19. grozījumu elektroniski. 19. sākam balsot. 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par 57. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 59. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par 63. par nē, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. Tais. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski balsojam par 87. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. par. Pret. Atturs. Pieņems. 90. par. Pret. Atturs. Pieņems. 105. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 112. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 114. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 115. par. Pret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 atturs pieņemts 145. par pret atturs pieņemts 148. par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par 163. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 52. par pret atturs pieņemts. 68. par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 160. personāla balsojums sākam balsot. 160. Le, le 60... 100 par 68 mēs nobalsojām, līdz ar to 169. atkrita, un tagad jābalso par 160. ar personālu balsojumu. Un joprojām varam turpināt balsot. Le vote est clos. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 157. personāla balsojums sākam balsot. 157. Ļovatik. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Līdz ar to balsosim par 164. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Ļovot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 81. par pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 81. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais atkrīt 83D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējam pie 85. Par? Pret? Atturs? Nu, man rodas zināmas šaubas, pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 85. grozījumu. Vots eklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, skaidrāk celiet rokas. Tālāk 86D par, pret, atturs. Atvainojiet, bet tomēr bija zināmas šaubas. Pārbaudīsim vēlreiz. 86D elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 88. jo pārējā atkrīt par 88 pret atturas pieņemts. Līdz ar to tālāk 165. D ar personālu balsojumu sākam balsot. Ļuvot. Beidzam balsot. Noraidīts. 141. par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums par 161. sākam balsot. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits par, vienāds nu, tikpat liels pret. Līdz ar to noraidīts. Tālāk 162. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk personāla balsojums par 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 16. par, pret, atturas pieņemts. Un 156. ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 18. D. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski, jā. Elektroniski par 18. D. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pāriem pie 159. ar personālu balsojumu sākam balsot. Nu, Beidzam balsot. Norādīts. Un līdz ar to balsojam par 34. par, pret, par 34. pret, atturas, pieņemts. Un personāla balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā variantā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Lūk, pieņemts. Un līdz ar to pirmā lasījumā šis tiesība akts apstiprināts. Un līdz ar to balsošanas sadaļa šovakar ir noslēgusies. Ļoti labi. Eihota kungs, jums vajadzēs tagad beigt sarunas ar saviem kolēģiem, jo jums pienācis laiks runāt. Saskaņā ar darba kārtību mums ir jāskata Eihota kunga ziņojums. Man vēl ir jānolasa virsraksts. Nē, komisāri nav klāt. Nu jā, tad mums patiešām nāksies pagaidīt. Viņš nav apsēdies. Viņš ir mūsu vidū, bet viņš nav apsēdies. Euh, Godājumie kolēģi, mēs mēģināsim turpināt debates. Es gribētu aicināt visus, kas koridoros diskutē, lūdzu beidziet šīs sarunas vai arī dodieties ārā no zāles un varat tās turpināt tur. Un ļaujiet mums veikt šo varbūt nevisai patīkamo, bet noderīgo darbu.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 lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Došu jums vārdu, kā referentam jums ir atvēlētas četras minūtes. Mēs jūs klausāmies. Uh, Lielas paldies par jūsu izrādīto interesi par CO2 un uh, smagajām automašīnām. Interesei vajadzētu būt, jo šis ir pēdējais tiesību akts par klimatu, ko pieņemam šajā sasaukumā. Tas nozīmē, ka pēc tam mums vajadzēs uh, uzlabojumus, bet tas jau būs nākamais sasaukums. Uh, Šodien mēs varam svinēt, tāpēc, ka pirmo reizi Eiropas Savienība regulēs CO2 emisijas liels noslodzes transporta līdzekļiem. Tāpat kā attiecībā uz CO2 um, eh, likumdošanu Attiecībā uz automašīnām cīņa bija smaga, bet es domāju, ka mums izdevās uzvarēt. Mums bija ļoti laba sadarbība starp ēnu referentiem no visām grupām. Liels paldies viņiem par eh, viņu paveikto. Nevienmēr bijām viensprātis, bet es domāju, ka beigās mēs esam sagatavojuši tādu rezultātu, kur visi var sajust to, cik svarīgs ir šis tiesība akts. Mēs eh, sagatavosim līdz 2025. gadam tādu aktu, kas ļaus mums eh, noteikti saistošus mērķus - 15% sākumā, un pēc tam 30%. Un, jo īpaši, ja runa par šo ilgtermiņa mērķi, tas būs ļoti skaidrs signāls uh, eh, smago automašīnu ražotājiem, ka viņiem vajadzēs investēt jaunās tehnoloģijās. Tāpat arī mums ir izdevies atbrīvoties no problēmām, kas galvenokārt saistījās ar superkredītiem, un mēs esam samazinājuši tos līdz 2% bez emisiju transporta līdzekļiem. Un arī tas ir skaidrs signāls ražotājiem, ka viņi nevarēs vienkārši uzlabot uh, pašreizējās uh, iešticas zinēju tehnoloģijas, bet viņiem vajadzēs investēt jaunās tehnoloģijās, uh, nākotnē, kas varētu būt e-mobilitāte, varbūt pat ūdeņraža tehnoloģijas vai bezemisiju transporta līdzekļi. Jebkurā gadījumā tas ir noteiktais virziens ražotājiem. Kā jau es minēju, cīņa bija smaga. Protams, zaļie būtu gribējuši redzēt vēl striktākus mērķus, bet tagad ir svarīgi, ka ražotājiem ir skaidrība ilgtermiņā. Viņi zina, kur tieši vajadzētu investēt, lai nodrošinātu, ka transporta nozare arī kļūtu tīrāka un lai tā nodrošinātu dekarbonizāciju. Un uh, tad, kad cilvēki jums prasa, vai šīs lielās noslodzes transporta līdzekļi ir tiešām tik svarīgi, tad kopā tie ir 6% Eiropā, un, ja runa par autoceļu transportu, tie ir pat 25%. Tātad mēs šeit runājam par ļoti nozīmīgu kategoriju. Un īsnībā tā pat palielinās, jo mēs zinām, ka līdz 2050. gadam mums vajadzētu pilnībā dekarbonizēt uh, ekonomiku. Tāpēc šis tiesība akts ir tik svarīgs. Mums ir paredzēta arī pārskatīšana līdz 2022. gadam, un varu jums apsolīt, ka tad mēs iespējams runāsim arī par rītdien pieņemtajiem mērķiem, un iespējams, ka mēs secināsim, ka mēs varēsim paveikt arī vairāk. Tie ir signāli ražotājiem, tās ir arī investīcijas, kas tiks ieguldītas bez emisiju transporta līdzekļos. Un Mums, protams, ir jādomā par darbvietām Eiropas Savienībā, jo, ja runa par lielas noslodzes transporta līdzekļiem, mums kā uh, Eiropai vajadzēja sākt regulēt, tāpēc, ka tādas valstis kā ASV, Japāna un Kanāda jau ir sagatavojušas savus likumus. Tātad mēs mēģinām šīs valstis panākt, un mums jānodrošina, lai šīs jaunās tehnoloģijas tiktu radītas Eiropā, radot vienlaidzīgi arī darba vietas Eiropā, un, protams, vienlaidzīgi arī dekarbonizējot transporta sektoru, kas arī ir vajadzīgs, ja mēs var, vēlamies pildīt Parīzes vienošanos. Domāju, ka mēs esam panākuši labu rezultātu, un es vēlos pateikties visiem iesaistītajiem, paldies arī komisijai un padomēji, kuras nav klāt. Liels paldies par šo vienošanos un ar prieku gaidu rītdienas balsojumu. Si, monsieur, monsieur paldies, un tagad uh, došu vārdu komisāram arī esam Kaņietim. Priekšsēdētājs kundze, godāmie deputāti! Man ir ārkārtīgi liels prieks būt jūsu vidū šajās pēdējās debatēs, kur mēs runāsim par tiesību aktu, kas pirmo reizi noteiks eh, CO2 emisiju standārtus lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Vienošanās, kas ir panākta starp uh, Eiropas parlamentu un padomi ir ļoti svarīga, jo tā ļauj mums pabeigt tādu visaptverošu tiesisko ietvaru klimatam un transportam līdz 2030. gadam. Mēs varēsim, mēs varējām pieņemt šo tiesību aktu pateicoties um, ieguldījumam no abām institūcijām, un jo īpaši es vēlētos pateikties referentam Eikota kungam un arī visiem ēnu referentiem. Es vēlētos viņus apsveikt par ļoti labo rezultātu, kas tika panākts tik īsā laika termiņā. Šī panāktā vienošanās ir gan ambicioza, gan līdzsvarota. Tās svarīgākie elementi ir tādi, ka uh, lielas noslodzes transporta līdzekļiem Eiropas Savienībā vajadzēs eh, nodrošināt par 15% zemākas emisijas 2025. gadā un par 30% zemākas emisijas 2030. gadam, ņemot vērā ieteikto atsaucas periodu. Un eh, šie mērķi eh, šiem lielās noslaucas transportlīdzekļiem, kas sasāda apmēram 70% no uh, visa autoparka, uh, ļaus nodrošināt bez emisiju vai zemu emisiju transporta līdzekļus jau nā, tuvākajos desmit gados. Mēs eh, līdz ar to varēsim nodrošināt zemākas emisijas jau no 2025. gada. Šie striktākie standarti nozīmēs to, ka tā kļūs par realitāti, un tas vairs nebūs uzlicis tikai uz papīra. Mēs varēsim arī izvērtēt tiesību aktu efektivitāti. Šis eh, tiesību akts eh, ļauj nodrošināt uh, to, lai transporta nozare varētu pāriet uz eh, klimatam neitrālām tehnoloģijām. Ja mēs nerīkotos, eh, tad emisijas no lielas noslodzes transporta līdzekļiem sastādītu apmēram 25% transporta nozarē kopumā un palielinātos par 10% tuvākajā laikā. Eh, ņemot vērā šos, šīs panāktās vienošanās, mēs varēsim samazināt emisijas uh, Eh, par 24% 2030. gadā salīdzinot eh, to ar 2025. gadu. Dalība valstis līdz ar to varēs panākt eh, saistošus mērķus un Eiropas Savienība varēs pildīt Parīzes vienošanos. Transporta operatori varēs ietaupīt 25 tūkstošus eiro pirmajā gadā, ja viņi būs nopirkuši jaunu transporta līdzekli 2025. gadā. Un 2030. gadā šis ietaupījums būs vēl lielāks. Jo īpaši tas būs noderīgi, tāpēc, ka ir tūkstošiem mazu mazu un vidēju uzņēmumu, kas darbojas eh, krāvas pārvadājuma sektorā Eiropā, un eh, tajā ir nodarbināti gandrīz 3 miljoni cilvēku. Mūsu mieķis ir modernizēt Eiropas Savienības ekonomiku, jo īpaši automobīļu nozari. Mums ir arī jāveicina investīcijas un jāstiprina eh, pētniecība tīrajās tehnoloģijās, un jo īpaši mums ir jādomā par stimulu sistēmu bezemisiju un zememisiju. emisiju Eh, transporta līdzekļiem, kas ļaus mums šos transporta līdzekļus padarīt daudz novatoriskākus. Mums ir jādomā arī par uzlādes infrastruktūru. Šeit arī ir vajadzīgs novatoriskums tā, lai mēs varētu radīt jaunas bezemisiju uh, transporta līdzekļus. Tas, protams, arī ietekmēs uh, izaugsmi un attīstību visā Eiropas Savienībā. Deputāti, es eh, beigās gribētu jūs aicināt atbalstīt šo ambiciozo un līdzsvaroto vienošanos. Šis jaunais tiesība akts ļaus Eiropas Savienībai pāriet uz eh, tīru mobilitāti, un es vēlētos arī informēt eh, parlamenta deputātus, ka komisija ir sagatavojusi divus paziņojumus kas pauž pilnu atbalstu šim nolīgumam. Tas ļaus mums izmantot arī vektora simulācijas ierīci, un tāpat arī mēs varēsim nodrošināt maksimālos uh, svaru šiem bezemisiju transporta līdzekļiem. Lielas paldies visiem par uh, pausto atbalstu. Paldies! Je, nous allons écouter Madame, Madame Virk. Tagad mēs dosim vārdu Virkunens kundzei, kas izteiksies transporta un turismu komitejas vārdā. Viņai ir atvēlēta viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos izteikties eh, transporta komitejas vārdā un pateikties visiem par ļoti labajiem rezultātiem. Šīs tiesība akts parāda, ka transporta komitejas mērķi ir tālajoši, un eh, transporta līdzekļu ražotājiem vajadzēs nodrošināt 15% emisiju samazinājumu līdz 2025. gadam, savukārt līdz 2030. gadam tie jau būs 30%. Tas ir ļoti e, ambiciozs, bet arī ļoti svarīgs mērķis, jo mums ir jānodrošina uh, labs regulējums, tāpēc, ka šāds regulējums ir pirmais attiecībā uz lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Mums ir vajadzīgi efektīvāki transporta līdzekļi, lai apkalpošanas izmaksas samazinātos, jo tās galvenokārt ir saistītas ar degvielas izmantošanu. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par novatoriskumu nozarē. Nākotnē ir svarīgi, lai mēs attīstītu mērīšanas metodes. Mums vajadzētu ņemt vērā arī enerģijas izmantošana visā ciklā, un tāpat arī ir vajadzīga tehnoloģija neutralitāte, tāpēc ka transporta nozarē ir ļoti liels potenciāls emisiju samazināšanai. Merci, Paldies! Tagad eh, dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā, ETP grupa Fjellner kungs. Paldies, priekšādātāji! Ļoti daudzi darba gadi ir ieguldīti eh, šajā darbā, un tagad eh, mums būs jābalso par jaunajiem noteikumiem. To darīsim jau rīt. Sarunas ir bijušas ļoti garas un grūtas, bet es uzskatu, ka iznākums ir ļoti labs. Mēs eh, ļausim nodrošināt labākus transporta līdzekļus, un tas nāks par labu arī videi. Es pēdējo reizi uzrunāju šo Eiropas parlamentu, un Vēlos pateikties par šiem 15 lieliskajiem gadiem. Tagad man jau sāks irmota dēniņi kopā ar jums. Esmu e, šeit daudz ko pieredzējis, bet es esmu ļoti lepns pārstāvēt šeit Zviedrijas mērno partiju. Mēs esam iestājušies par brīvo tirzniecību, jo tā ļauj cilvēkiem kļūt bagātākiem, tā padara arī Eiropu daudz turīgāku un tas nozīmē, ka mēs varam kļūt arī par iedvesmas avotu citām pasaules daļām. Tas ļauj mums mainīt Zviedriju un mainīt arī Eiropu. Iespējams, es neesmu bijis pats mērenākais mērenās partijas biedrs, bet es vienmēr esmu mēģinājis atrast pareizās vērtības, jo tās ir svarīgas arī maniem vēlētājiem. Uzskatu, ka par Eiropu ir vērts cīnīties, jo Eiropa iestājas par mieru un mierīgu līdzās pastāvēšanu. Un visiem, kas sanāksme manā vietā, es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu nekad atteikties no šīm cerībām. Par šīm cerībām ir vērts cīnīties. Paldies! Vā, došu vārdu Zofoli kungam uz divām minūtēm sociāldemokrātu grupā. Bet lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Cofoli kungs, eh, mikrofons nav ieslēgts. Ah. Si sente? Sì. I regolamenti in esame che sosteniamo colmano una grave eh, Jāsaka, ka uh, pirmo reizi Eiropā pēc eh, lielas eh, pretestības un veseliem desmitiem eh, diskusiju gadiem esam panākuši kopīgas normas CO2 emisijām smagiem transporta līdzekļiem, kas dod 6% no kopējām Eiropas Savienības CO2 emisijām. Papildus ambicioziem, bet sasniedzamajiem emisiju mērķiem esam paredzējuši arī atbilstības testu uz ceļiem. Uh, lai nodrošinātu arī šo pārbaudu reālos braukšanas apstākļos. Tas e, tiks pārbaudīts atbilstoši laboratorijas certifikātiem, un šie dati ir nepieciešami, lai izvairītos no līdzīgiem e, skandāliem kā dīzelgeit. Šos datus varētu izmantot arī trešās puses, lai varētu veikt neatkarīgas pārbaudas. Ir svarīgi prasīt tagad komisijai e, metodoloģiju lai varētu izvērtēt eh, šo patēriņu un rādītājs viss eh, izmantošanas laika eh, periodā, lai varētu tālāk domāt arī par elektrisko smago transporta līdzekļu izmantošanu ar zemām emisijām, jo mm, ar 25. gadu būs minimāla obligāta šādu transporta līdzekļu daļa. Tā tad eh, būs eh, paredzētas publiskās un privātās investīcijas eh, šīm uzlādes procesiem un jādomā par transporta dekarbonizāciju, izmantojot dabas gāzi un nepieciešams, lai komisija veidotu fondu, lai varētu pārkopt arī strādājošos šajā sektorā, lai nodrošinātu ilgspējīgu pāreju arī ne tikai no vidas, bet arī sociālā aspekta. Šī regula. Uh, Eh, paredz eh, pārmaiņas Eiropā. Tātad tās būs pārmaiņas uz jaunu attīstības modeli, kas balstās uz eh, sadarbību starp nozari un vidi. Demesmaker kungs, minūte 30 no EKR grupas. Uh, paldies! Rīt pēcpusdienā mums būs pēdējais balsojums šī parlamenta plenārsēdē, un atkal mums uh, būs iespēja balsot par konkrētiem pasākumiem mūsu cīņā pret klimatiskajām izmaiņām. CO2 izmis, iz, emisijas no uh, liels noslots transporta līdzekļiem uh, dod 6% no Eiropas Savienības kopējām CO2 emisijām, un uh, šīs emisijas visu laiku palielinās arī manā valstī, uh, Flandrijā. Ja mēs tik tiešām gribam pildīt klimata no vienošanās mērķus, tad mums ir eh, jāpadara eh, šo transporta līdzekļu, tātad HDV transporta līdzekļu floti zaļāku. Ir svarīgi, lai mēs pirmām kārtām pieņemtu CO2 samazināšanas standartu eh, šiem ehm, liels noslots transporta līdzekļiem ir nepieciešams arī veicināt, atbalstīt zemu un nulles emisiju transporta līdzekļus, tāpēc arī es un mana partija mēs esam par šiem grozījumiem, kaut gan būtu tomēr gribējuši būt ambiciozāki. Pārāk daudz cilvēku cieš no tā, ka ir slikta gaisa kvalitāte, pārāk daudz cilvēku pirmlaicīgi, priekšlaicīgi arī mirsta gaisa piesārņojuma dēļ, tāpēc mums ir nepieciešama standarta, lai varētu ietaupīt degvielu, tas, protams, ir labi uzņēmumiem un patērētājiem, un visbeidzot. Ir jānodrošina arī produktu standartizācija, ņemot vērā investīcijas un certifikāciju. Trešās valsts tādas kā ASV un Ķīna jau to dara, un mēs nedrīkstam palikt iepakaļ. Paldies, Torvald kungs. Eh, divas minūtes lūdzu. Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju sākt ar eh, pateicības vārdiem eh, maniem kolēģiem, biedriem, kas ir strādājuši kopā ar mani visus šos gadus sarunu laikā. Es sadarbojos ar Eikhaut kungu un, protams, arī ar Kristofelu Fjellneru, tātad tie bija mani īpaši sadarbības partneri. Viņš eh, sūdzējās, ka esot nedaudz nosirmojis šo gadu laikā, bet, eh, nu, nezinu, raugos uz komisāru, skatos uz sevi un eh, varu teikt, ka esam sasnieguši ko vairāk, kā ne tikai dažus sirmas matus, esam veikuši kolosālu darbu. Jā, priekšā ir tālāki izaicinājumi. Pirmais ir fragmentācija, sadrumstalotība, runājot par ražošanu. Ir daži ražotāji, kas. Uh, Eh, pildīs, sasniegs šos mērķus bez kādām problēmām, tad ir citi ražotāji, kuriem būs ārkārtīgi grūti sasniegt šos mērķus, un tas padarīs eh, visu šo darbu sarežģītāku. Ir vēl viena sarežģītība - nulles emisiju transporta līdzekļi vai bezemisiju transporta līdzekļi, tātad eh, mašīnas, kas izmanto netīru elektrību, no tie vairs nebūs bezemisija transporta līdzekļi. Tāpēc mums ir jāliek latiņi ļoti augsts, ja mēs gribam uh, sasniegt tos mērķus, par kuriem mēs runājam ar Grētu Tunbergu vakar. Tā tad viss ir atkarīgs no tā, cik būsim gatavi investēt nākotnē un tīrā elektrībā. Tas ir ceļš uz priekšu un tas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams tilts uh, uz nākotni, alternatīvi degviela savoti, jānodrošina, lai emisiju līdzekļi būtu uh, zemāk nekā tā elektrībai, ko mēs izmantojam tagad. Lielākais izaicinājums nākotnē saistās ar um, referenta jau pieminēto, ka mums ir jāuzrauga šīs likumdošanas īstenošana turpmāko gadu laikā. Mēs runājam par nākamo parlamentu sasaukumu. Tātad nākamajam parlamentam jau darbs uh, ir priekšā nodrošinot, lai šīs konkrētais priekšlikums uh, nonāktu tur, kur mēs gribējām, lai tas aiziet, lai mēs sasniegtu savus mērķus, un tāpat arī komisija. Tātad būtu svarīgi, lai jūs teiktu, darītu īstās un pareizās lietas, un uh, Nu, ceram tātad, ka šis process arī notiks. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu, Torvalda kungs? Jā, saka Torvalda kungs, ar prieku vienmēr uzklausu citu jautājumus. Vēlos no sirds teikt paldies kolēģim Torvalda kungam, jo, protams, ka CO2 emisijas ir milzīgs problēma jautājums. Un tiešām jādomā vienmēr par šo smago noslodzes auto, smagās noslodzes automašīnu izmantošanu visā to izmantošanas ciklā. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka, piemēram, tāda turpinošamies braukšana dažādās dalībvalstīs un eh, attiecīgi intele, inteliģenta vietkašu sistēma varētu šajā gadījumā samazināt CO2 emisijas? Paldies, Aktorvald kungs. Cik interesants jautājums. Es domāju, ka svarīgākā lieta, kas mums ir nepieciešama mūsu ekonomikās, ir ne tik daudz viedie transporta līdzekļi, bet viedi vadītāji. Uh, Nezinu, vai Rūbikungs, vai viņam ir uh, kādi šādi biedi vadītāji, vai viņš to var nodrošināt vai panākt, bet tas mums ir vajadzīgs. Mums ir jāiemācās braukt. Mums ir visi tehniskie līdzekļi, lai šo situāciju kontrolētu. Un mēs nedrīkstam baidīties no tehnoloģijām un visām iespējām, ko tās uh, nodrošina. Ja mēs nebaidamies, tad es domāju, mēs varam saglābt situāciju. Paldies! Paldies! Un uh, tagad. Uh, Eka. Stefan. Eka kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Šai parlamentā bieži esmu kritizējis komisiju un padomu par to, ka viņi pārāk ieklausās lielajos koncernos un nu, pieņem lēmums, kas attiecīgi nāk par sliktu dabai un iedzīvotājiem. Uh, Un tāpēc es ārkārtīgi priecīgs, ka NV komiteja Basai Kauts un ēnu referenti beigās ir nonākuši pie šī dokumenta. Rīt balsosim par šo pirmo regulu par CO2 emisiju samazinājumu šajās smagās noslodzes automašīnās. Un tomēr izjūtām no rūpniecības būtisku pretestību no viens otras valdības, ir īpaši Vācijas valdības šo pretestību jūtām. Un um, viņi, jāsaka, vēlējās krietni samazināt vēl komisijas priekšlikumā ierosināto. Bet šie dokumenti, šis solis uz priekšu būs ļoti nozīmīgs nozīmīgs, tomēr nepietiekami liels. Vēl priekšā daudz darba darāms ļoti daudzās jomās. Uh, un šobrīd notur savu pēdējo runu šajā parlamentā. Nākamajā sasaukumā šeit vairs nebūšu deputāts, bet tāpēc gribētu jūs lūgt e, savos nākotnes lēmumos, kā piemēram domājot par 13. pāntu Lisabonas līgumā, beidzot, ņem, beidzot ņemt vērā visu šo Eiropas miljonu iedzīvotāju vēlmi, kas vēlas e, taču izdzīvot nevis e, eh, mirču emisijas gāžu rezultātā. Un Jūs, tas, ka jūs ieklausāties rūpniecībā, tur nevajadzētu izslēgt veselos aprātu. Ir jāmaina mūsu kopējā nostāja. Ir jādomā ne tikai par nodarbi, pilnu nodarbinātību un e, ekonomiku, bet gan par labklājību un dzīves līmeni un šīs planētas izdzīvošanas spēju. Tas ir vajadzīgs Eiropas pilsoņiem. Tie to no jums arī gaida. Vēl jums visiem visu to labāko un lai jums tiešām veicas arī turpmāk pieņemt pareizos politiskos lēmumus. Lielas paldies! Eh, paldies, Eka kungam. Ir zilā skatīts jautājums, vai jūs to pieņemsiet, Eka kungs? Eh, Līdz kungs, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Dank. Jā, paldies, ko tātais kolēģi Eka. Mm, es arī jums personīgi, protams, vēlu visu to labāko, labāko nākotnē, bet tomēr gribu uzdot arī jautājumu. No kurienes esat saņēmis informāciju, ka tas, kas šobrīd ir priekšā, patiešām faktiski ir kas krietni citādāks par komisijas sākotnējo priekšlikumu? Cik tā saprotu es, tad šie pietu, cipari visai pietuvināti, un šie 15% un 30% tieši tā sākumā bija arī paredzēti. Manuprāt, tas ir ļoti viedas risinājums, un manuprāt, nebūtu neiet tālāk par komisijas sākotnējo ierosinājumu. Nu, tas, ko es vēlējos ar to pateikt, ir tas, ka atsevišķos punktos šai sarunās esam panākuši tādus mērķus, kas patiešām tomēr iet tālāk nekā komisijas sākotnējā priekšlikumā. Un tas tāpēc, ka Basaikovs patiešām veic izcilu darbu burtiski nagiem un zobiem viņš plēsās par, šo, eh, par šiem panākumiem, un tāpēc mums priekšā ir ļoti lielisks ambiciozs ziņojums, un gribu viņam tāpēc tīri personīgi par to teikt paldies. Liels paldies! Un eh, tagad zaļo grupas vārdā Delī kundze. Eh, divas minūtes. Lūdzu, Karīma, jums vārds. Cienījamie kolēģi, šonadēļ mēs eh, uzņēmām eh, jauno klimata cīnītāju Grētu Tunbergu, un viņa teica, rīkojieties, eh, darbojieties, dariet kaut ko tagad. Dariet tā, lai jūs, politisko lēmumu pieņēmēji, nodrošinātu, ka nākotnes paudzes var dzīvot laimīgi labā vidē. Ja mēs nereaģēsim uz planētas vajadzībām un nesaglabāsim savu veselību, ja mēs gribam būtiski samazināt piesārņojumu, tad mums ir jāuzņem savu atbildību un transporta sektoram arī jāuzliek pienākumi kā citiem sektoriem, kā visiem cilvēkiem. Uz Eiropas ceļiem e, ir 5% smago transporta līdzekļu no visu transporta līdzekļu skaitu, bet ties Um, dod apmēram 25% CO2 izmešus, tātad ceturto daļu no visiem CO2 izmešiem. Uh, ja mēs uh, gribam, lai kādu dienu mēs varētu ievērot COP21 prasības, lai mēs varētu glābt planētu un uh, klimatu, tad nu vairs nav laika, jānodrošina nepieciešamais līdzsvars. Ar pašreizējo tekstu mēs balstosim un mēs spērsim pirmos soļus, lai samazinātu CO2 izmešus izmešus līdz 25. gadam par 15%, līdz pat 30% līdz 30. gadam smagiem transporta līdzekļiem un regulēt tālāk nekā komisijas priekšlikums. Tas paredz pirmo reizi, ka Eiropa beigs šo smago transporta līdzekļu piesārņojumu un uzlabos attiecīgi gaisa kvalitāti. Šī ir uzvara. Šī uzvara ko tā demonstrē? Tā demonstrē, ka ja mēs izvēlētie deputāti, kad mēs uzklausām uh, arī šos jauniešus, kas katru nedēļu iziet ielās, kas prasa, lai mēs glābtu klimatu. Uh, nu, ka nepietiek tikai ar uh, skaistiem vārdiem, un ja mēs pārējām pie reāliem darbiem, tad lietas tik tiešām var virzīties vajadzīgā virzienā. O, mums vajadzētu būt lepniem, bet būsim uzmanīgi, šis ceļš uz priekšu vēl ir garš. Ja mēs gribam saglabāt eh, un dot iespēju mūsu bērniem eh, elpot tīru gaisu, būt laimīgiem un eh, izmantot, dzīvot mūsu skaistajā planētā, tad arī ir jābalsot par šo tekstu, jo balsot par šo tekstu nozīmē balsot par klimatu. Paldies! Paldies! Un Eh, tagad eh, Nāciju brīvības eh, Eiropas grupas vārdā Lančīnī kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdātāji. Transporta sektoram ir ļoti svarīga loma gan ekonomikai, gan Eiropas sabiedrībai, gan dalību valstīm. Un šķiet, ka šeit mēs aizmirstam, ka ir jāņem vērā arī Eiropas strādājošo intereses. Pasākumi šajā priekšlikumā ir tādi anahronistiski un nereāli. Šajā tekstā tiek runāts par pāreju uz bezemisiju mobilitāti, izmantojot jaunās tehnoloģijas, bez tāda reāla ietekmes izvērtējuma par ierosinātiem pasākumiem tiek paredzēts elektriskais šis risinājums, neņemot vērā visas iespējamās alternatīvas, kādas šobrīd ir tirgū. Būtu jādomā dažādu tehnoloģiju izmantošanu un jāparedz garāk tehnoloģiju ieviešanas laiku, lai dotu uzņēmiem laiku pielāgoties. Tehnoloģija attīstība, nulles emisijas uh, vēl nav aizvirzījušās uz priekšu kravas auto sektorā. Un uh, tāpat attiecībā uz uh, transporta autobusiem. Uh, ir jādomā par Eiropas eh, konkurētspēju. Eiropa būs atkarīga no bagātajām dalību valstīm, kurām ir izēja materiāli, lai ražotu akumulātors, eh, neņemot vērā, ka elektroenerģija, kas tiek ražota mūsu kontinentā, joprojām daļēji nāk no eh, piesārņojošām stacijām. Un jāsaka, ka jau ir iespējas izmantot jaunas uh, uzlādējamas uh, sistēmas, uh, tās tomēr izmanto elektrību, kas nāk no piesārņojošām energostacijām. Ir tāpēc jādomā arī par nodarbinātību par strādājošiem auto sektorā. Uh, Jāskatās, kas, piemēram, notiek Vācijā. Mēs zinām, ka daudzas darba vietas varētu tikt eh, zaudētas eh, līdz 30. gadam. Mums ir pienākums eh, labi pārdomāt šo priekšlikumu, kurš pašreizējā teksta redakcijā dod tādus nesaskaņotus pasākumus. Paldies! Grazie mille! Paldies! Un tālāk Sošņērca kungs viena minūte. Paldies! Nav bez emisiju transporta līdzekļi. Beidziet uh, visu laiku atkārtot uh, šos mēlus savos dokumentos. Nav tāda lieta, un uh, paredzamā nākotnē nebūs tāda lieta. Tas ir vienkārši mārketinga triks mm, elektroautomobiļu ražotājiem šie tā sauktie bezemisiju transporta līdzekļi, viņi emitē, bet ne tur, kur viņi brauc. Viņi piesārņo Nu, tātad šajās elektrostacijās. Tāpēc eh, beidziet, pārtrauciet eh, teikt šos melus. Eh, Dalī kundze jau pateica, ko viņa gribēja, nu, tad tā, un aizgāja. Tādas te nu ir šīs debatas, un varētu teikt, jā, mēs te gribam ierobežot to visu un tā tālāk, bet ja nav tehnoloģija, kas mums ļauj limitēt uh, emisijas, nu, tad tas viss būs vienkārši tādā slēptā veidā. Mēs šīs emisijas pārnesīsim kaut kur citur ar tādiem trikiem. Uh, Un globālā mērogā tas radīs gal galā augstākas emisijas. Šis ziņojums ir pilnīgi bezatbildīgs. Tā nu tas ir. Paldies! Un tagad uh, Līzes kungam vārds uz minūti 30 lūdzu. Liels paldies, godātie kolēģi! Ir ārkārtīgi labi, ka rītdien balsosim par šīm eh, vērtībām attiecībā uz lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Tas būs tālāks ieguldījums mūsu cīņā pret klimata pārmaiņām. Uh, Tas nebūs vienkārši, bet tas ir iespējams un ļoti labi radīt šādus jaunus um, mērķus. Un ir arī labi, ka viena otra lieta šeit vairs dokumentā neatrodas. Paldies um, Aikot kungam par viņa pragmatismu, strādājuši pie, tī, strādājot pie šī jautājuma, ka viņš beigās ņēma vērā arī to, ko ieteica um, Tautas partija un komisija. Paldies arī Kristoferam Fjellneram par iesaistīšanos darbā, ne tikai strādājot pie šī dokumenta, bet arī pie daudziem citiem. Uh, un gribu izmantot šo iespēju arī, lai teiktu paldies komisāram Miglam Ariesam Kaņetam. Viņš savas uzklausīšanas laikā uzklausīja ārkārtīgi daudz kritikas un pārmetumu, un arī es biju to vidū, kas viņu toreiz kritizēja, bet šoreiz man jāatzīst, ka mēs kopīgiem spēkiem patiešām esam panākuši ļoti daudz klimata pārmaiņu apkarošanas jomā Eiropā. Un šis ir pēdējais tiesība akts, ko šeit parlamentā šai jomā pieņemsim, un tāpēc vēlreiz liels paldies Kaņetas kungam! Mums darbs jāturpina, un es domāju, ka viena tēma būs ļoti aktuāla nākamajā sasaukumā. Respektīvi, mums būs jāspēcina dzelzceļš. Vidē draudzīgi smagās automašīnas, tas viss ir ļoti labi, bet vairāk preču jāpārvadā tieši pa dzelzceļu. Un šajā gadījumā mums jāraugās uz dzelzceļa līniju noslodzi un tā tālāk. Eh, un jāskatās arī uz eh, nu, citiem transporta veidiem. Bet nu, tas būs darbs, kas jāveic nākamajā sasaukumā. Paldies par uzmanību! Paldies! Un eh, Līzes kungs ir zilā skatīts jautājums jums no Sošņērds kunga. Vai jūs pieņemsiet? Eh, jā, protams. Eh, jūs teicāt, ka mēs esam tik daudz panākuši klimata jomā. Ko tad esam sasnieguši, ko esam izdarījuši? Jo vienīgais, es tik redzu, ka papīrs tiek apdrukāts, klimats nav mainījies. Ko konkrēti esam izdarījuši klimata vārdā? Ja, ah, Ne, es ļoti labi, protams, apzinos, ehm, ehm, no kā, kādu novirzienu jūs pārstājam, bet, es, piemēram, kad runājam, mēs esam strādājuši pie tā, lai sasniegtu 2030. gada mērķus. Rītdien noslēdzam virkni tiesību aktu, rīt ir tas pēdējais punkts, izveidojot kopēju ietvaru, kas ļaus mums sasniegt šos 40% emisiju samazināšanas mērķi. Un jāsaka, nu, citi kontinenti šajā gadījumā no nu, mums var tikai pamācīties. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropa tiešām rādītu paraugu citiem un vienlaikus pieturētos pie noteikumiem, kas ļauj rūpēties par to, ka energointensīvās nozars neiet prom no mm, Eiropas. Esam panākuši, manuprāt, labu līdzsvaru, un tas, ka jūs to visu kritizējat, nozīmē, ka esam paveikuši kaut ko patiešām lielisku. Liels paldies! Un tagad vārds Dalī kundzei. Uh, minūte 30 lūdzu, Mirjam. Paldies! Pirmām kārtām gribētu sveikt referentu Basu Eikautu. Paldies viņam par eh, darbu, panākto rezultātu. Zinu, ka tas nebija viegls eh, dosjē un ir ļoti labi, ka mums tagad ir vēl viena izstrādāta politika, lai mazinātu CO2 emisijas, jo pārāk ilgi jau mums nav bijuši standarti, eh, liels noslodzes transporta līdzekļiem, apzinoties, ka šīm smagajām mašīnām ir ļoti liela ietekme uz globālo sasilšanu un ietekme uz vīdi palielināsies, ja mēs turpināsim visu bez kādām izmaiņām izmaiņām. Ir tik tiešām pienācis laiks Eiropas Savienībā pieņemt saistošus CO2 mērķus uh, uh, smagiem transporta līdzekļiem. Tālāk, runājot par komisijas sākotnējo pozīciju un šiem tīrajiem uh, mērķiem, tas bija smags darbs un sarunas ar padomu, lai mm, iekļautu šo nulles līmeni, no nu, tas bija sasniegums. Uh, Es ļoti labi visu šo darbu pārzinu, gribu pateikties arī mūsu sociāldemokrātu uh, referentam Zafalī par eh, ļoti labo devumu un viņa lomu, lai panāktu labu kompromisu. Parlamenta pozīcija nosaka ambīciju līmeni. Tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu uh, pildīt savas, um, savu atbildību Un eh, tīrāk transporta līdzekļi, arī liels nospodnis transporta līdzekļi, ja tas notiks, tad tas eh, būs eh, arī stimuls zememisiju un bezemisiju līdzekļu ražošanai, kas galvā virzīs uz priekšu šīs izmaiņas. Tas ir tas, ko mēs gribam panākt ar savu darbu, un es ceru, ka turpināsies tālāks darbs arī turpmākajos gados. Paldies! Paldies! Un tagad Revo Dalon Bonfā kundzei uz uh, pusotra minūti. Paldies, uh, priekšsādātāji! Nu, beidzot, Eiropas Savienība nosaka saistības samazināt CO2 izmešas smagiem transporta līdzekļiem. Uh, Sociāla demokrāta ļoti strādāja transporta komitejā. Mēs gribējām ambiciozākus mēķus, bet dalību valsts un konkrēti Vācija un citas eh, nozars eh, iespējā samazināja šos mēģus. Ir žēl, ka padome samazināja šīs ambīcijas, eh, CO2 izmešu apjoms tāpat laikā transportā tikai palielinājies. Tāpat laikā 22. gadā paredzētais pārskats tomēr būs svarīgs punkts, lai mēs pieslīpētu šo likumdošanu un, ja nepieciešams, varbūt varbūt eh, iekļaut lielāku transporta līdzekļu skaitu un paaugstināt šos mērķus. Diemžēl politiskās gribas eh, trūkums ir bijis no dalību valstīm, bet tomēr ir bijis pozitīvs šis solis. Mums ir nepieciešami saistoši mērķi. Šis eh, regulējums ir solis uz priekšu, lai mazinātu gaisa piesārņojumu, lai ievērotu klimatiskos mērķus, īpaši Parīzē izvirzītos, kas paredz pasākums, lai mazinātu klimatisko sasilšanu. Mums ir atbildība nākotnes paauģu priekšā. Eiropa konkrēti rīkojas, lai mazinātu piesārņojumu, un man ir eh, prieks un gods, ka mana pēdējā runa plenārsēdē būs tieši par šo jautājumu. Un eh, tāpēc vēlreiz paldies. Paldies, un tagad pārējām uz eh, brīvā mikrofona sādaļu. Divi deputāti ir pieteikušies. Pirmais Fāriekungs uz vienu minūti. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdātāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās eh, darbā, arī lai noslēgtu šo dosjē ar visām mūsu ambīcijām, lai mazinātu CO2 izmešus, eh, liels noslots transporta līdzekļiem. Paldies visiem, kas strādāja visu šī sasaukuma ietvaros, tāpat arī pie citiem failiem, lai mēs varētu nodrošināt Parīzes vienošanās mērķu sasniegšanu. Dalīkundze, kur gan ir aizgājusi, jā, viņa arī teica, ka ir jāsamazina emisijas un uh, Tādā veidā mums arī izdevies eh, panākt, ka parlaments un eh, politiskās grupas, eh, tātad tautas partija, mēs esam ieklausījušies savā apziņā. Mēs nevaram teikt, ka klimatiskā sasilšana nenotiek. Mums ir jāsaprot, cik toksiska, kaitīga dažkārt cilvēka darbība attiecībā uz mūsu klimatu un planētu. Un es domāju, ka ir svarīgi uzklausīt visus šos zinātniskos datus un signālus tos dzird sabiedrība un jaunieši, bet uh, mums ir uh, jāstrādā, lai izstrādātu tīras uh, tehnoloģijas, un, diemžēl, bērni ir tie, kas mums saka, kas mums ir jādara tālāk. Paldies! Tālāk došu vārdu Šonam Kelijam. Lūdzu, Šon, jums vārds. Lielas paldies! Klimata pārmaiņu apkarošana man bijusi svarīga visu šī parlamenta sasaukuma. Priecājos, ka var piedalīties šais debatēs un priecājos arī par to progresu, ko esam parlamentā guvuši. Nu, gribētu izteikt arī komplimentus komisāram Kaņētem, kurš tiešām ir spējis daudz ko panākt. Un paldies arī Basam Ekaitam, kas bijis tas virzošais spēks vai šai jomā visus pēdējos piecus gadus kā Dalīkundze teica, mūsu priekšā ir tāda politika, kas būs ārkārtīgi nozīmīga. Šī ir tā joma, kura tiešām mums bija jārisina, lai samazinātu emisijas kopumā. Jo tautsēmniecībai pieaugot, arvien vairāk uh, tie, nu, notiek šie pārbraucami. Es braucot, piemēram, nu, līdz Dublinas lidostē, pēc tam līdz Strasbūrai, arvien vairāk redzu smagās automašīnas uz ceļiem. Bet ja mēs nodrošināsim samazinājumu emisijās, tad mēs beigu beigās tomēr ne, nu, ne, nu, nesamazāsim transportu kopumā, bet gan par, par padarīsim enerģijas izmantošanu efektīvāku. Manuprāt, tas ir labi. Es domāju, tāpēc varam būt vēl arī ambiciozāk turpmākajos gados, bet šis ir labs sākums. Mēs rīdu darām ko ļoti saprātīgu, pareizi un jārīkojas, jāiet uz priekšu soli pa solim. Tieši tādā veidā mēs palīdzēsim gan nozarei, gan, dar, gan apkārtējai videi. Paldies, labi, pa, labi paveikts darbs, paldies. Priekšredātājs saka paldies, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies un došu vārdu komisijas pārstāvim. Respektīvi, ka ņētas kungs, jums vārds lūdzu. Gracias, prezidente. Lielas paldies, priekšādātāji. Paldies jums, godājumie deputāti, par šīm debatēm. Un uh, atbildot, uh, gribu pirmām kārtām atbildēt uz tiešo jautājumu, ko man uzdeva Sošņērts kungs. Viņš teica, ko šis parlaments ir padarījis, paveicis klimata pārmaiņu labā, un man atbildi ir daudz. Ko ir darījis Eiropas Savienība klimata pārmaiņu labā? Daudz ko. Pirm, līdz 2020. gadam mēs esam noteikuši ļoti ambiciozus mērķus, esam samazinājuši emisijas. 2017. gadā samazinājums bija vairāk par 22%, salīdzinot ar iepriekšējo atsaucas brīdi. Tāpat laikā IKP pieauga. Mēs esam samazinājuši emisijas, esam palielinājuši energo, atjaunīgos energoresursu izmantošanu, bet šis parlaments piecos gados ir patiešām paveicis būtisku darbu likumdošanas jomā strādājot pie enerģijas un klimata 38 gadus esmu darbojies politikās, esmu sēdējis septiņās dažādās asamblējās, reģionāli un citur. Un jāsaka, nekur neatceros, ka būtu tik intensīvs likumdošanas darbs veikts tieši šai jomā. Un te nu man no sirds jāsaka paldies komiteju priekšādātājam eh, Jeržī Buzikai, Valians kundze, Lavijas kungam un visiem referentiem, sākot ar manu mīļo draugu Basu Aikūtu. Ļoti ietekmīgi, pa, iespaidīgi paveikts darbs ne tikai pie šī dokumenta, un jāsaka, tas, protams, nebija vienkārši arī viss šīs jaunās direktīvas, un tiešām šis ir tāds patiesības mirklis, jo ko mēs esam padarījuši, mēs esam izveidojuši būtisku tiesību aktu kopumu, kas nesīs rezultātus emisiju samazināšanā līdz 2030. gadam 40% apmērā un 2030. gadā mēs šos mērķus vēl mainosim, būs 60% samazinājums. Ļoti svarīgi ir šie mērķi. Un otrām kārtām, protams, arī ir palielināts krietni politiskais atbalsts šāda veida priekšlikumam. Klimata enerģijas pakotnes ietvaros 80% balsu bija par šiem tiesību aktiem. Klimata pārmaiņa apkarošanas loma, un te neņem vērā rītdienas balsojumu, 76%. Tas tiešām ir tāds milzīgs rādītājs politi par politisko saliedētību. Un tas šai parlamentā, jāsaka, nebūtu nav tik bieži redzams. Un tas nozīmē, ka dialogs ir bijis lielisks, ir palielinājusies izpratne par šo jautājumu. Esam spējuši virzīt sarunas, iziet uz kompromisu, un, manuprāt, tiešām tā ir bijusi lieliska pieredze. Esmu piedalījies 71. trialogā. Esmu ļoti dažādas sarežģītas sarunas vedis. Vairāk par 370 stundām esmu šādās sarunās pavadījis. Un es gribu teikt paldies pilnīgi visiem, jo tas tiešām bija lieliski paveikts darbs. Un bez jūsu iesaistīšanās, bez parlamenta, parlamenta darba tas nebūtu bijis iespējams, jo tieši parlaments bija tas, kas vēl tālāk pacēla šo komisijas pausto ambīciju līmeni. Un tā ir, tāda ir šī iestāžu spēle, tieši tā mēs virzamies uz priekšu. Un domāju, ka tiešām šī sarežģītā, grūtā procedūra tāpat laikā nes līdzi milzīgu pievienoto vērtību. Šos tiesību aktus mēs piemērosim pēc gada un tālāk, un um, tālāk būs pārskatas klauzulas, pārskata klauzulas, ko izmantosim. Bet šis parlaments patiešām darbu vēl nebūtu nav pabeidzis, nē. Pēdējā sabiedriskās domas aptaujā, kas tika publicēta ceturtdien, lasīja, ka 77% potenciālo vēlētāju uh, globālo sasilšanu vērtē kā ļoti nozīmīgu kritēriju tajā brīdī, kad viņi domās par to, par ko balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums iedzīvotāju prātos. Es domāju, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās klimata pārmaiņa apkarošana būs viens no svarīgākajiem apspriežamajiem faktoriem. Un es gribētu mudināt jūs pilnīgi visus eh, darīt divas lietas. Pirmām kārtām skaidrojiet Eiropiešiem, kas ir tas, ko šais piecos gados esam izdarījuši. Un otrām kārtām sakiet, ko vēlties darīt turpmākajos piecos gados. Un tas, es domāju, ļaus jums vest sev līdzi lielāku iedzīvotāju skaitu. Arvien vairāk cilvēki tad dosies pie mm, vēlēšana urnām un eh, sapratīs, ka šis parlaments var ko dot. Un turpmākajos piecos gados mēs varēsim šo pakotni pabeigt, turpināsim darbu, darīsim to plecu pie pleca un līdz ar to Eiropas Savienību padarīsim par lielāko tautsemniecību, kas patiešām spēs eh, vidē draudzīgi attīstīties arī pēc 2020. gada. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies, ko mm, komisāra kungs tālāk došu vārdu referentam, un tas, protams, ir Bas Veikauts. Lūdzu, Bas. Lielas paldies! Pirmām kārtām, nu, tā kā mēs visi šeit esam tādā pateicības noskaņā nonākuši, es gribētu arī jums, Kaņetas kungs, teikt paldies par visu paveikto darbu. Nu, un, protams, ka mums bija dažādi brīži, kad mēs nespējām saprasties, un arī šīs jūsu minētās stundas vienu otru pavadīja tieši ar jums. Un jāsaka, ka jebkurā brīdī dialogs katrā ziņā bija ļoti labs. Mēs varbūt nebijām vienisprātis, bet izrādījām savstarpēju respektu, cieņu, un tas ir tas īstais veids, kā virzīties uz priekšu. Jums ir taisnība, esam panākuši ļoti daudz ko klimata pārmaiņu jomā, mobilitāciju jomā atjaunojama enerģijas darbā. Un tieši tā kā jūs teicat, darbs nav noslēgts. Nē, e, mums ir vēl jāstrādā pie tādas ekonomikas, kam ir neitrāla ietekme uz e, klimatu. Mēs vakar tikāmies ar Grētu Tunbergu, arī viņas balss šeit nozīmīgi izskanēja. Un jāsaka, arī rītdienas balsojums būs saistīts ar klimatu pārmaiņām. Un jūs pareizi teicat, ka arī vēlēšanās šis, tē, šī tēma būs svarīga. Gribētu teikt Petram Līsam, paldies, paldies, ka jūs atnācāt atpakaļ, jo es gribēju jums arī dzen atbildēt uz jautājumu par to, kur mēs parlaments esam, ko paveikoši un trīs lietās. Pirmām kārtām 2030. gada mērķi šobrīd ir juridiski saistoši. Sākotnēji tas eh, šajā priekšlikumā neparādījās, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir ļoti labs signāls. Otrām kārtām mēs esam eh, no, noklājuši virkni vājās vietas, eh, nu, piemēram, šie superkredīti, kas, apkliet, kas neļauj mums pie mērķiem nonākt tā vietā, ielikām etalons, jeb salīdzinošos kritērijus, un visbeidzot uzlabojām arī uh, uz ceļas niedzamo pakalpojumu sadarbspēju, tā lai tas, kas parādās uz papīra, papīra var tikt īstenots arī dzīvē, un tas arī ir ļoti svarīgi. Un pēc dīzelgaitas mēs ļoti labi zinām, cik tas nozīmīgi. Tāpēc visi šie trīs elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Papildus visiem šiem tehniskajiem uzlabojumiem, pārskatu klauzulai un tā tālāk un tā joprojām. Bet šīs trīs lietas patiešām nosūta ļoti skaidru signālu investoriem, ražotājiem par to, ka nākotnē ejam uz nulles emisiju tautsēmniecību un transporta līdzekļiem. Un līdz ar to turpināt strādāt tikai pašreizējiem tehnoloģijām, tas, tas nav nekāds izvēles variants. Nē, tas viss ir jāuzlabo. Tātad, lūk, gribētu gribēju jums līdzskungs šo atbildu sniegt. Paldies uh, vēlreiz visiem, un, nu, un tad redzēsim rītdien balsojumā, kas notiks, un skatīsimies pēc tam, ko varam darīt vēl tālāk, gaidot ANO samitu Ņujorkā septembrī, jo es joprojām uzskatu, ka Eiropas Savienība var palielināt savu nacionālo ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā un to darīt vēl pirms mēs dodamies uz Ņujorku. Redzu, ka arī komisāra kungs šeit jau nododas lūkšanām un šai reizēs viņam pievienojos. Lies paldies, saka priekšādātājs, ka stāldo kungs līdz ar to debatas noslēgušās balsojums notiks rīt par šo dokumentu. L'ordine del giorno reca ora. Tālāk darba kārtībā nākamais ziņojums Andrzeja Gžiba ziņojums par tīro un energoefektīvo transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu. Nu, un uzreiz došu vārdu pašam referentam Gržība kungam uz četrām minūtēm. Lūdzu! Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki i koledzy. Priekšādātāji, komisār kungs, dāmas un kungi, ir pagājis gads, kopš strādājam pie šī direktīvas projekta. Cenšoties veicināt tīro, jeb vidē draudzīgu un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanu. Un varu teikt, ka aptuveni 60% iedzīvotāji. E, e, 60% transporta līdzekļu transporta sektorā rada šīs emisijas. Eh, ir nepieciešams sabiedriskajā sektorā, piemēram, eh, vidē draudzīgi auto, autobusi, aprīkojums, transporta līdzekļi un tādējā tiks nodrošināta arī labāka pakalpojuma. Nu, tātad mums ir at vajadzīga atbilstīga motivu, motivācijas stimuli, piemēram, valsts iepirkumam, tā lai mēs šādā veidā varētu rēģēt uz nākotnes izaicinājumiem. Mūsu mērķi līdz ar to ir visai ambiciozi. Mēs vēlamies pārliecināties, ka šie mērķi ir tāpat laikā arī īstenojami. Piemēram, turpmākajiem apakšuzņēmējiem, varas iestādēm, kas slēdz šos kontraktus valdībām, bet tāpat laikā tā, lai tie nāktu par labu sabiedriskajiem transportam. Un tāpēc Eiropas Savienības finansējums būs ārkārtīgi nozīmīgs tieši iegādājoties jaunus vidē draudzīgus transporta līdzekļus sabiedriskā transporta vajadzībām. Direktīvā noteiktie mērķi ir saskaņoti ar um, tām iespējām un priekšrocībām, kas pastāv dalībvalstīs, bet, protams, ka um, jo vairāk ir šo tīro tehnoloģiju, jo vieglāk būs šos mērķus arī sasniegt. Tāpat laikā, protams, simtprocentīgi viss iepirkums nevarēs notrasināties tikai šādā vidē draudzīgā veidā. Tiks izmantotas arī konvencionālās tehnoloģijas, piemēram, hibrīda transporta līdzekļi un tam līdzīgi, jo šie īpaši tīrie transporta līdzekļi, kas darbojas tikai uz elektrību, nespēs noklāt visu vajadzību. Bet hibrīda transporta līdzekļi nodrošinās labu pārēju uz šo nulles emisiju tautsājumniecību padarot iespēju vienlaikus uh, samazināt riskus, apmācīt personālu, izveidot infrastruktūru un tā tālāk. Mēs vēlējāmies pārliecināties, ka tiek nodrošināta ar atbilstīga elastība attiecībā uz zemu emisiju transporta līdzekļiem, un te runājām tāpēc par atbilstīgu definīciju tīriem transporta līdzekļiem, to iekļāvām direktīvā, te runājām arī par alternatīvām degvielām, un priecāmies, ka komisija izrādīja ļoti lielu pretimnākšanu strādājot pie šīs definīcijas. Direktīvā runājam par smagas noslūdzes transporta līdzekļiem līdzekļiem. Un tāpat laikā saprotam, ka šis jautājums ietekmēs, piemēram, arī sabiedriskā transporta autobusus un citu sabiedrisko transportu, un kopumā valsts iepirkums e, būs ciešā mērā ar to saistīts. Un tomēr tāpat laikā jāpatur prātā, ka, piemēram, autobusu ražotāji faktiski jau saprot, ka ir pieejamas vislabākās tehnoloģijas, un tāpēc Eiropas Savienībā esam jau identificējuši vairākus nu, tādus kā priekšgājējus, avangardiskus šai jomā, kas atbilstīgi var konkurēt arī pasaulē. Nu, piemēram, tāda firma kā Solāris eh, no Rietumu Polijas, no kuras nāku arī es pats Šis uzņēmums ražo nulles emisiju un ogļūdeņa ražā ar, ar ūdeņa ir darbināmus autobusus. Un jāsaka, ir arī viņiem ļoti daudz klientu, kas šos autobusus ir gatavi iegādāties. Tāpēc mēs ceram, ka nulles emisija tehnoloģijas un sašķidrinātā dabas gāze, biometāns, visas šīs degvielas ļaus mums nonākt pie tā, ka varam pāriet uz nulles emisiju sabiedrisko transportu un līdz ar to nodrošināt labāku gaisa kvalitāti. Biogāze, piemēram, lūk, arī varētu krietni labāk izmantot nākotnē. Un tas tiek arī minēts šai priekšlikumā. Par to runājām arī sarunu gaitā, to izkarojām. Un tas viss iekļaujas šais diskusijās par aprites ekonomiku. Mēs turklāt sapratām, ka jaunās tehnoloģijas, protams, kļūst arvien labāks un labāks, bet jaunās tehnoloģijas jau nebūtu, eh, nerada tikai problēmas eh, tehnoloģiski, tās ir saistīts arī ar dažādu veidu vides eh, aizsardzību. Ir virkne, piemēram, tehnoloģija, kas rada problēmas vidē un var pat apkārtējo vidi ietekmēt negatīvi. Un tāpēc mums nepieciešams pātrināt visus šos procesus, kuru ietverā izveidojam labāku ražošanas sistēmu, piemēram, arī attiecībā uz litiju un citām baterijām, tā lai baterijas varētu izmantot atkārtoti, lai to izmantošanas cikls varētu tikt pagarināts, lai tās varētu pārstrādāt, lai izmantojamie materiāli būtu mazāk balstīt uz dažādiem eh, retajiem metāliem, un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas rūpniecības attīstīšanas nolūkos. Šīs vidēji draudzīgās baterijas, jā, Eiropai jāspēj pārliecināties, ka mūsu rūpniecības sektors ir konkurētspējīgs ne tikai cenu ziņā, bet arī tehnoloģiju ziņā. Un vēlos pārliecināties, ka mēs, protams, tā visa fonā radām arī jaunas eh, darba vietas, lai uzņēmumi paliek Eiropā un lai valsts līdzekļi tiktu tērēti apdomīgi un prātīgi, veicinot Eiropas nozars attīstību. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies ēnu referentiem. Protams, ka mums bija arī domstarpības, bet, manuprāt, mums ir izdevies tās diezgan veiksmīgi pārvarēt un nonākt pie laba kompromisa. Gribu teikt arī paldies e, Eiropas komisijai. Viņi tiešām ļoti nozīmīgu lomu nospēlēja atsevišķos sarunu posmos un paldies arī Rumānijas prezidentūrai. Priecājos, ka mums ir izdevies nonākt pie tā, kas šobrīd ir mūsu priekšā vēl šajā sasaukumā. Lies paldies, godātais kolēģi, tālāk komisijas vārdā došu vārdu komisārei Violetai Bulčai. Lūdzu, jums vārds, komisārs Kunze. Grāsie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Godāmie deputāti. Komisija apsveic eh, iespēju šodien apspriesties par Kšība ziņojumu. Mēs vēlētos pateikties Kšība kungam un visiem ēnu referentiem par lieliski paveikto darbu. Un te es runāju nevis par šo konkrēto dokumentu, bet par visu procesu. Kā jūs norādījāt, sarunas nevienmēr bija vienkāršas, bet tās bija atklātas, un mums arī izdevās kaut ko panākt. Liels paldies par apņēmību no visu trīs likumdevēja puses. Un tieši pateicoties tam, mums ir izdevies eh, panākt labus rezultātus. Uh, tīras mobilitātes pakotne. Līdz ar to publiskais sektors ir ieguvis ļoti nozīmīgu lomu, ko tas varētu tagad spēlēt Eiropas transporta dekarbonizācijā, jo īpaši autobusu sektorā, kur valsts iepirkums sastāda 70% no tirgus. Mobilizējot valsts iepirkumu un pāreju uz tīriem transporta līdzekļiem, šī direktīva ļaus mums pavirzīties uz priekšu un tuvoties bez emisiju mobilitātei. Mēs uzskatām, ka teksts, par kuru mēs vienojāmies trilogā 11. februārī, ir ļoti labs kompromiss ņem, un ņem vērā visas pozīcijas un prasības. Tas nodrošina ļoti augstas ambīcijas, bet vienlaicīgi atstāja arī elastīgumu piemērošanā, tā lai varētu panākt direktīvas mērķus, neredot pārāk smagu administratīvo un birokratīvo slogu valsts iestādēm. Pieņemot šo direktīvu, mēs ieviesīsim tīra transporta līdzekļa definīciju un noteiksim minimālos nacionālos mērķus valsts iepirkumam. Tā skaitā būs īpaši mērķi bez emisiju autobusiem. Esmu pārliecināta, ka trilogā panāktā vienošanās nosaka pietiekami striktu definīciju un tāpat arī tiek noteikti strikti, bet realistiski nacionālie mērķi. Tekstā tāpat arī tiek saglabāta elastība attiecībā uz to, kā dalībvalstis var sadalīt slogu, un proti tiks, netiks radīti papildu slogi atsevišķām valsts iestādēm. Daudzas mūsu pilsētas šeit var pieminēt Amsterdamu, Berlīni, Parīzu, Parīzi, Milānu, Ljubļanu, Mīnheni cits starpā. Uh, Ir daudz šādu pilsētu, kas jau tagad ir brīvprātīgi apņēmušās pildīt pat vairāk nekā pieprasa direktīva. Un tagad mēs palīdzēsim citām pilsētām sekot šo manis pieminēto pilsētu piemēram. Uh, Tāpat arī tiks pārskatīts direktīvas aptvērums, lai ietvertu uh, publisko iepirkumu, lai ņemtu vērā dažāda veida praksi, piemēram, um, noma un izīrēšana. Šādā veidā mēs varēsim pārskatīt uh, pašreizējo praksi valsts iepirkumā, un tas arī ļaus nodrošināt uh, vajadzīgo ietekmi uz tirgu. Domāju, ka kopā šie pasākumi nodrošinās Eh, skaidrus signālus eh, tirkumu un ļaus eh, valsts iepirkuma iestādēm, ražotājiem un investoriem labāk plānot pāreju uz bezemisiju mobilitāti līdz gadsimta vidū. Šīs direktīvas pieņemšana līdz ar to ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz mūsu mobilitātes dekarbonizāciju, un tas ļaus mums panākt bez emisiju mobilitāti līdz 2050. gadam. Paldies! Liels paldies Bulčas kundzei. Un tagad transporta un turisma komitejas vārdā izteiksies Delī kundze. Es neredzu, ka viņa būtu zālē. Iespējams, ka viņa varēs izteikties vēlāk. Un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Un pirmais ir ETP pārstāvis Pīperkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisāris kundze vides aizsardzība un uh, piesāņojošo vielu samazināšana, protams, notiek mm, nosakot stingrus ierobežojumus dalībvalstīm, un jo īpaši mums ir jādomā par uh, enerģijas ietaupīšanu un CO2 izmešu samazināšanu. Te uh, ir jādomā, piemēram, par eko mārķējumu, tāpat arī par um, emisiju tirdzniecības schēmām un tā tālāk. Ja mēs to visu darīsim, tad mēs būsim īsti neiropieši, taču mums nevajadzētu pārāk iedzināties detaļās, jo īpaši mums nevajadzētu iejaukties eh, pilsētās, pašvaldībās, pagastos. Dāmas un kungi, ar šādu uzdevumu mēs esam tagad mūsu pašvaldībām ielikuši mm, lieldienu groziņā tādu nepatīkamu lieldienu olu. Mums vajadzētu uh, paskatīties, kāda ir dzīves realitāte dalībvalstīs, un no Eiropas to ir grūti saskatīt. Diemžēl šāda veida kvotas radīs valsts iepirkumu nevajadzīgi dārgu. Galu galā, kā kādus autobusus pirkt, vajadzētu domāt pašām pašvaldībām. To nevajadzētu noteikt no Briseles. Mājās mums atkal pārmetīs, ka Brisele pārāk iejaucas eh, mūsu darbā. Liela daļa no tautspartijas grupas eh, tāpēc, diemžēl, noraidīs šo direktīvu. Paldies! Liels paldies! Tagad eh, sociāldemokrāta grupas vārdā izteiksies Dānsa kungs uz divām minūtēm. Paldies! Priekšādātāji, liels paldies! Es eh, vēlētos arī pateikties Grība kungam un uh, komisārei liels paldies arī padomas pārstāvjiem. Liels paldies par šo izcilo darbu, ko kopā esam paveikuši. Grība kungs, jūs bijāt ļoti taisnīgs referents, un es patiešām tā domāju. Jūs vedāt šīs sarunas starp grupām ļoti labi, un es apsveicu jūs par paveikto. Šis dosie ir ļoti labs piemērs tam, uh, ko mēs šeit darām, kāpēc mūs ievēlēja. Mums ir jādomā par mūsu tālāko rīcību, kā mēs padarīsim automašīnas uz ceļiem tīrākas, un tāpat arī mums jādomā par to, kas tad īsti rada visvairāk CO2 emisijas un kas eh, padara mūsu gaisa kvalitāti pilsētās tik sliktu. Valsts iepirkums sastāda apmēram 40, 14% no Savienības IKP un apmēram 70% no jaunajiem reģistrētajiem autobusiem arī ir saistīti ar valsts iepirkumu. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina nauda tīriem transporta līdzekļiem, kas ļaus dalību valstīm uh, sasniegt savus klimata un enerģētikas mērķus. Līdz 2030. gadam 65% no autobusiem būs jābūt tīriem saskaņā ar direktīvu. Protams, ka tagad komisijai un dalībvalstu valdībām vajadzētu nodrošināt, lai pašvaldībām pietiktu līdzekļu. Gribētu reaģēt uz ETP kolēģu teikto. Uh, Šīs ambīcijas mums ir vajadzīgas. Mēs nevaram vienkārši sēdēt klēpī saliktām rokām, cerot, ka situācija pati no sevis uzlabosies. Šie smagie lēmumi ir jāpieņem tagad. Protestus esam pieredzējuši ne tikai dažās dalībvalstīs. Šie protesti ir visur un ielās iziet ne tikai jaunieši, bet arī citi. Tieši tāpēc mums ir jārīkojas. Tāpēc arī esmu lepns, ka esam to darījuši. Vēlos arī norādīt, ka tieši Mm, parlaments un pilsētas vēlas šīs ambīcijas, savukārt dalībvalstis mēģina visu nonivelēt. Es eh, patiešām ceru, ka es atgriezīšos parlamentā. Protams, esmu brīts un tāpēc to teikt ir mazliet riskanti, bet ja šī ir pēdējā runa plenārsēdē, vēlos jums teikt, ka jūs visi esat lieliski un jūs visi šeit esat atnākuši, lai darītu pareizas lietas. Esmu daudz no jums mācījies un ceru, ka vēl varēšu iemācīties. Lielas paldies, godāmā kolēģi, un daudz veiksmes! Tagad eh, Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā izteiksies Demis Mākeri kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze, kolēģi! Mēs agrāk spriedām par emisiju standārtu um, noteikšanu lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Tagad savukārt mēs runājam par tīriem transporta līdzekļiem un šādu transporta līdzekļu ražošanas stimulēšanu. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, ka rītdienas pēdējā balsojumā parlamentā mums ir iespējas izvēlēties reālus, praktiskus veidus, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām un pret gaisa piesārņojumu valsts iepirkuma rādītāji ļautu mums pāriet uz zemu emisiju mobilitāti. Šeit dalību valstīm vajadzētu dot piemēru. Mana valdība, Flandrijas valdība, ir iestājusies par tīru enerģiju. Un tieši tāpēc mums vajadzētu pāriet uz tīru enerģiju, jo tas eh, ļaus mums vērsties ne tikai pret klimata pārmaiņām, bet uh, tas ļaus arī padarīt gaisu tīrāku mūsu pilsētās. Uh, Manai partijai, NVA partijai, ir svarīgi, lai mēs izvēlētos tehnoloģiski neitrālus risinājumus. Šeit nav runa tikai par elektroautomašīnām, mums ir vajadzīgi arī hibrīdi vai ūdeņraža tehnoloģija. Visas šīs tehnoloģijas vajadzētu izmantot, un mums vajadzētu domāt par šo tehnoloģisko neutralitāti, ja mēs vēlamies pāriet uz tīru enerģiju. Lielas paldies! Tagad Alde grupas vārdā izteiksies Bilbao Barandikas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze! Labvakar! Es vēlētos pirmkārtām apsveikt referentu un visus ēnu referentus un pateikties viņiem par ieguldīto darbu. Šis priekšlikums ļaus mums kopīgi sasniegt mūsu mērķus, proti par 20% samazināt transporta emisijas līdz 2025. gadam, un proti šis priekšlikums balstās arī uz realitāti un uz skaidrību. Un tieši tas mums ir vajadzīgs, lai mēs uh, novērstu šīs negatīvās sakas, ko ir izraisījušas debatas par dīzeli. Mums ir jāgaida, kamēr tirgū parādīsies patiešām bez emisiju transporta līdzekļi, un mums ir jādomā arī par sociālajām izmaksām. Mēs redzam, ka um, pārdošanās kritums tagad ir radījis arī darba vietu zudumu. Un, protams, mums ir jādomā arī par uh, transporta līdzekļu parku, tā lai tas būtu vēl mazāk piesārņojošs. Tātad mums ir jābūt patiešām reāliem, lai mēs varētu pāriet uz bezemisiju mobilitāti. Tas ir svarīgi, ja mēs gribam eh, patiešām samazināt emisijas. Citas valstis jau to dara. Tātad skaidrība un realitāte ir ļoti svarīga tas varētu ļaut mūsu uzņēmumiem plānot savas investīcijas tā, lai viņi varētu cerēt uz izmaksu samazinājumu drīzā laikā. Šādā veidā mēs varētu arī vērsties pret pārdošanas krīzi un mēs varētu stimulēt tādu rūpniecības politiku, kas ļautu mums visiem pāriet uz bezemisiju transporta līdzekļiem. Mums ir vajadzīga vieda mobilitāte tā, lai katrs transporta līdzeklis varētu dot savu ieguldījumu energoefektivitātē, vidē, sociālajos aspektos un arī mobilitātē Eiropas Savienībā. Noslēgumā šie jaunie risinājumi, kas ļaus mums nodrošināt piekļuvi šādiem tīriem līdzekļiem, eh, saistās ar to, ka 2007. gadā um, vidējais automašīnu dzīves ilgums bija 8 gadi, un tagad eh, tas ir jau vairāk nekā 12 gadi, tātad 16% eh, palielinājums tikai dažu gadu laikā. Un, ja runa par atjaunošanu un cerēt, ka uh, mēs varēsim vienā mirklī pāriet no 0 līdz 100, ir ļoti sliktas ziņas. Sliktas ziņas vidas aizsardzībai un arī automašīnu sektoram. Lielas paldies, un tagad GoNGL grupas vārdā izteiksies Konečnas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze, kā jūs zināt, es nebiju pārlieku apmierināta ar starpiestāžu starunu rezultātu. Mēs esam uzlikuši pārāk striktas prasības eh, ražotājiem attiecībā uz emisiju samazināšanu, un tas arī ir viss. Direktīvas teksts par eh, tīras enerģijas un tīru transporta līdzekļu veicināšanu m, mm, bija paredzēts kā uh, sākums uh, šādai pārējai, bet diemžēl tas nāk par vēlu, un um, šajos noteikumos par valsts iepirkumu ir pārāk daudz problēmu. Ražotājiem vajadzēs maksāt miljardiem eiro, lai varētu um, izgatavot šīs tīrās automašīnas, bet kurš tās pirks, ja valsts iepirkuma sektors tam nebūs gatavs? Diemžēl dalībvalstis ir atstājušas visu slogu uz ražotājiem. Šādu veidu, šāda veidā automašīnu ražošana nenodrošinās eh, CO2 emisiju samazināšanu. Tāpat arī uh, biodegvielas jautājums un citi punkti netika pietiekami labi apskatīti. Pārējais periods ir pārāk īss. Arī termiņi mums neliekas piemēroti. Parlaments savu pozīciju pārdeva pārāk lēti, un tāpēc šis dokuments ir tikai ēna no tā, kas tas varēja būt. Tieši tāpēc es to nevaru atbalstīt. Paldies! Pirms uh, dodu vārdu pēdējiem runātājiem, tad uh, Es arī savā vārdā gribētu pateikties jums visiem. Šajā brīdī varbūt nesam pārāk daudz zālē, bet paldies par to lielo iespēju, ko esam man devuši būt par vicepriekšsēdētāju. Un es tik tiešām ar cieņu esmu centies pildīt savus pienākumus, strādājot un. Uh, Nu, tātad ņemot vērā tos uh, pienākumus, ko es uh, uzņēmos, es arī centos uh, stabilizēt un nostiprināt plurālismu šajā aulā. Paldies jums visiem un sveicu visus tos, kuri kandidēs Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai būvētu labāku Eiropu visiem un liels paldies un tiešām lepojos ar jums visiem. Paldies! E eh, tagad eh, zaļo grupas eh, vārdā Marčelēzī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Grēta Tunberga vakar mums teica šeit Eiropas parlamentā, mūsu māja deg. Eh, šis ir eh, ārkārtas eh, pasākums klimata ziņā. Mums ir nepieciešama ambicioza rīcība. Transporta sektors ir joprojām viens no vispiesāņojošākiem sektoriem ar augstākā līmeņa emisijām. Mēs esam vienojušies, ka mēs uzlabosim šo sektoru un centīsimies nodrošināt, lai katra valsts nodrošinātu, ka 20% transporta līdzekļu, vai tie ir mikroautobus vai citi, ka tie drīz būs tīrāk. Protams, tas ir solis vajadzīgajā virzienā, neapšaubāmi, bet Gribu atgādināt, kā Grēta Tunberga vakar mums teica, ka runājot par klimatiskajām izmaiņām, mēs nedaram visu labāko iespēju. Mums jādara viss, viss, jebkas iespējamais. Un kas ir nepieciešams, ir nepieciešama patiesa revolūcija transporta sektorā un uh, mobilitātes sektorā. Tā tad uh, revolūcija veselības un klimata vārdā. Tāpēc sekosim dažu pašvaldību, kā piemēram Valencijas vai Madrides uh, pašvaldību, piemēram, kur mēs redzam, kur šī pārēja notiek uz ilgspējīgu mobilitāti mobilitāti bez fosīliem kurināmiem. Madrid, tas ir labs piemērs, tur būs transporta flote, autobusi, kas būs simtprocentīgi zaļi, ekoloģiski, tātad jau nākamajā gadā. Un viņiem jau ir izdevies uzlabot gaisa kvalitāti. Tātad eh, tas ir gaiss, ko elpo visi Madrides eh, iedzīvotāji, un tas tik tiešām ir labs piemērs visai Eiropas Savienībai, kas parāda, ka tas ir iespējams. Eh, paldies! Un nākošais Volkenkungs sociāldemokrāta grupas vārdā uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji, liels paldies! Sabiedriskais transports Eiropā ir jāpadara vidē draudzīgāks, vidē draudzīgi autobusi, dzelzceļi, mm, ielas un tā tālāk. Tas spēs lielā mērā atrisināt gan sliktā gaisa problēmas, gan sastrēgumus. Ir svarīgi, lai šai direktīvā mēs atbilstīgi dodam motivāciju labiem piemēriem, jo tieši autobusu gadījumā tas ir svarīgs, jo, piemēram, sabiedriskajā transportā 75% šobrīd ir tieši šādi sabiedriskā transporta līdzekļi. Uh, 2018. Um, gadā 9% gadā, nu, tikai 9% no jauniepirktiem autobusiem Vācijā, piemēram, bija ar elektrību darbināmi. Līdz 2030. gadam mēs esam paredzējuši krietni uzlabot uh, enerģi, en, šo emisiju samazinājumu, un arī manā reģionā uh, esam, piemēram, piedzīvojuši, ka ir šādas uh, labas jaunas iniciatīvas. Tas nozīmē, ka tas ir izdarāms. Ir jā, jāpiemēro, piemēram, uh, jā, jāpērk ar biogāzi darbināta autobusi, ar ūdeņrada darbināta autobusi, un tas būs ļoti labi arī laukiem un pilsētā, un domāju, ka ar šo tiesību aktu speram labu soli uz priekšu. Paldies, nākamais runātājs Šaldemons skundze. Tak for det. Vi står med øh, en lang række klimaproblemer. Det tror jeg... Paldies priekšsādātāji. Mēs uh, saskaramies ar vairākām uh, klimatiskām problēmām. Ceru, ka mēs visu to saprotam. Uh, vakar mēs tikāmies ar Grētu Tunbergu, viņa teica tieši to pašu. Mums ir milzīga problēma gaisa kvalitātes ziņā. Gaisa kvalitāte ir ļoti slikta daudzās Eiropas pilsu, pilsētās. Mums priekšā ir priekšlikums tīrākiem transporta līdzekļiem, un es domāju, ka tas daļai jau ir izcinājums. Un jā, tik tiešām mēs eh, varētu būt noteikuši mērķi augstāk, mēs varējām būt ambiciozāki, bet vismaz mēs kaut ko tagad daram. Mēs nosakam saistošus mērķus mūsu pašvaldībām runājot par publiskā iepirkuma politiku, par transporta līdzekļu iepirkšanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas neatrisina problēmu gaisa piesārņojumu, tas neatrisina klimatiskās problēmas kā tādas, bet tas vismaz ir kaut kāds ieguldījums un svarīgs solis vajadzīgajā virzienā. Es ļoti ceru, ka nākošais pasā, nākošā sasaukuma parlaments spēc vēl ambiciozākus soļus, jebkurā gadījumā ļoti novērtē to, ka esam spēruši soļus vajadzīgajā virzienā. Paldies, saka priekšsādātāji, un tagad. Bulces eh, kundze komisijas vārdā lūdzu jums vārds. Priekšsādātājs kundze, cienījamie deputāti, eh, liels paldies par šīm debatēm. Un esmu tik tiešām priecīga, eh, konstatējot, ka Eiropas parlamentā ir joprojām spēcīgs atbalsts šim priekšlikumam. Es gribētu vēlreiz pateikties eh, referentam un visiem ēnu referentiem par ļoti konstruktīvām eh, sarunām. Tas mums ir ļāvis noslēgt procesu saulēcīgi, lai šis parlaments varētu apstiprināt eh, šo tekstu pirms darbības pārtraukšanas. Eh, pirmā un otrā, trešā mobilitātes pakotnē, tātad šajā kontekstā pārslītie direktīvai būs ļoti svarīga loma. Tas palīdzēs mums sasniegt būtisku emisiju samazinājumu transporta sektorā, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas saistības atbilstoši Parīzes COP21 nolīgumam un um, turpmāk. Tas, ka šis dokuments tiks apstiprināts šī parlamenta laikā, nozīmē, ka mēs jau varēsim panākt šo mērķu sasniegšanu, virzīsimies uz to līdz 2025. gadam. Bet pirms noslēgšu pāris komentāru, balstoties uz jūsu nu pat teikto. Pirmkārt, par ambīciju līmeni. Jā, šī pakotne un šis priekšlikums ir ambiciozs. Bet tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Tāpat laikā Eh, tas ir ļoti reāls dokuments, un tas atbilst eh, tirgus prognozēm. Domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka eh, cilvēku tīkli un tāpat arī Eiropas pašvaldību tīkls un reģionu pašvaldību tīkls ir griezušies pie Eiropas parlamenta un Rumānijas prezidentūras prasot pilnīgu atbalstu attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu. Tātad jā, vietējie, vietējie līmeņi ir gatavi darbībai. Iegādes izmaksas eh, transporta līdzekļiem, eh, tātad bezemisiju transporta līdzekļiem, vai tie būs elektriski vai ar akumulatoriem vai baterijām, jā, šīs iepirkšanas izmaksas šobrīd ir augstas, tā tas ir. Bet eh, kopīgās dzīves cikla izmaksas jau ir tuvas parastajiem konvencionāliem transporta līdzekļiem un paredzam, ka tur šī situācija būs vēl izdevīgāka laika gaitā. Un ņemot vērā arī pa, pieprasījuma palielināšanos, arī tas tā tad uh, radīs mērogu ekonomiku un šīs izmaksas samazināsies. Mēs esam gatavi izmantot esošos instrumentus kā FC, piemēram, ESIF un SEF un uh, tāpat arī līdzīgus instrumentus nākotnē, lai palīdzētu veicināt šo pārēju uz uh, bezemisiju un zememisiju mobilitāti. Atgādināsim eh, šos eh, bezemisiju autobusus, kas jau daudzās Eiropas pilsētās tiek izmantot. Tātad skaidri mērķi valsts pasūtījumam, tīriem transporta līdzekļiem, tas tik tiešām veicinās šo procesu. Burtiski daži vārdi par eh, papildus informāciju par nozari. Pagājušā gada jūnijā, tad 2018. Eh, gadā nozars eh, vadošie uh, Alstrom Škoda, EBB, Solāris, Ursus un citi uzņēmumu pārstāvi nosūtīja atklātu vēstuli padomēji, uh, prasot augstāku ambīciju līmeni nekā komisija ierosinājusi un uh, apstiprināja, ka viņi ir gatavi attiecīgi to visu ievērot un pildīt. Tā tad mums jau te ir stimuli no visām pusēm, gan no pieprasījuma, gan no piedāvājuma puses. Un visbeidzot, gribētu tikai apstiprināt to, ko arī jūs jau teicāt Daudzas eh, pilsētas jau iet tālāk nekā šīs pamatprasības, un daudz jau ir apņēmušies izmantot tikai bezemisiju autobusus turpmākajos 5 līdz 10 gados. Direktīvas mērķis ir veicināt, stimulēt citas pilsētas, eh, sekot šim piemēram. Tāpat laikā saprotot, ka ir mazas un vidēji izmēra pilsētas, kurām vēl nav nepieciešamie resursi un uh, zināšanas, kā ir, piemēram, Amsterdamā vai Parīzē, bet mēs uh, gribam uh, iesaistīt uh, uh arī šādas pilsētas, teiksim, apvienot mazākus pasūtījumus un uh, tādējādi gūt labākus iegādes nosacījumus. Es ar cerībām gaidu, ka tiks eh, apstiprināts eh, Gržība kunga ziņojums rītdien plenārsēdē balsojumā. Es domāju, ka eh, šis dosie pierāda, ka ja mēs atzīstam, konstatējam problēmu un kopīgiem spēkiem, tad mēs spējam panākt ļoti pozitīvu rezultātu mums visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies, komisārs kundze, priekšsādātāji pilnībā piekrīt, paldies par jūsu pozitīvo skatījumu un uh, Tagad eh, noslēgs, pirms noslēgam debats, mēs uzklausīsim referentu Gžibu kungu vēl uz divām minūtēm. E, Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs visi zinām, ka elektrība kā enerģijas avots ir ļoti efektīvs transporta e, sektorā. Primārās elektrības izmantošana ir daudz dārgāka. Tāpat mēs zinām otrām kārtām, ka atbalsts e, šim sektoram tātad eh, tīri transporta līdzekļu sektoram. Nu, tas nozīmē, ka nepieciešams izdarīt izmaiņas arī transporta līdzekļu ražošanā un uh, jāsniedz arī atbildība pilsētām, uh, lielām un mazām Eiropā, kurām ir grūtības nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti, samazinot emisijas. Tātad tīri transporta līdzekļi, uh, tie var būt noderīgi, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, un tas ir tas, ko cilvēki principā arī grib. Man ir skaidrs piemērs. Polijā kādā pilsētā ir profesors, kurš skrien sava prieka pēc. Un pēc daudziem gadiem viņš saka, ka viņš ir darījis nepareizo lietu, jo plaušas ir sagandētas. Un tas tikai liecina par to, cik daudziem cilvēkiem ir respiratorās sistēmas problēmas. Viņi pat mirst no tām, un par to ir jādomā. Ir arvien vairāk pilsētu, kuru varas iestādes lemj ierobežot autotransporta iebraukšanu pilsētu centros un ielaiž tikai elektromobiļus. Es saprotu, ko kāds teica šeit parlamentā, ka šādi ierobežojumi faktiski tiek izdarīti vietējā līmenī. Bet ņemot vērā kontaktus ar vietējām varas iestādēm, konsultācijās pirms galīgā lēmuma, es redzu, ka viņi ir gatavi pieņemt paplašinātu nulles emisijas transporta transporta un citu transporta paveidu, kas izmanto tīrās enerģijas, tas faktiski attiecās arī uz tiem transporta līdzekļiem, kas jau ir tirgū. Ar sociālajiem partneriem mēs par to runājam, runājam arī ar autoražotājiem un citām iesaistītajām pusēm, īpaši vietējām pašvaldības iestādēm jo galu galā viņām būs jāpilda šie lēmumi. Protams, šis ir kompromiss starp trīs institūcijām. Gribētu pateikties visiem, kas ir iesaistīti šajā jautājuma risināšanā. Eiropas finansējums pēc 20. gada arī atbalstīs šo trautā transporta līdzekļu izmantošanu. Paldies par sadarbību! Ne tikai šīs direktīvas ietveros, bet faktiski par visu, ko mēs esam pārdzīvojuši šajos piecos gados. Mēs vienmēr ticējām, ka darām ko labu mūsu pilsoņu labā. Paldies! Šis jautājums tagad ir noslēgts. Balsošana rīt. Tagad gribētu pateikties Kročī par darbu un lai jums jauks vakars. Tā Jurava. Runāsim Cvitkas ziņojumu digitālo rīku un procesa izmantošanu sabiedrību tiesībās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo iespēju izteikties. Komisārs kundze, godātie kolēģi! Mēs redzam, ka tuvojas noslēgumam šis sasaukums, bet vēl ir palikušas dažas lietas, kuras vēl vajadzētu pieņemt. Šajā gadījumā uz to gaida Eiropas uzņēmumi. Es vēlētos pateikties pirmkārt jau komisārei Jūrovs kundzei, visai viņas komandai, kas ir lieliski strādājusi un ievērojami saīsinājusi darbu, kas bija darba laiku, kas mums bija jāvelta šim dosijai, un tādēļ nonācām ātrāk pie labiem trialogu rezultātiem. Paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem, kas aktīvi iesaistījās darbā. Par ko šeit ir runa? Runa ir par sabiedrību tiesībām Tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienības vienotajam tirgum. Runā ir arī par digitalizāciju. Digitalizācija mums sniedz jaunas iespējas, piemēram, uzņēmumu reģistrācijā, kur var izmantot digitālās tehnoloģijas, jau konkrētāk internetu. Tas jau ir dīvaini, ja tā var teikt, ka tikai sasaukuma noslēgumā uh, Mēs šajā kontekstā runājam par digitalizāciju. Par informācijas sabiedrību mēs runājam jau ilgāku laiku, bet tagad mēs beidzot darām to, ko no mums jau sen sagaida uzņēmumi un firmas. Dāmas un kungi, viena lieta man ir šeit ļoti svarīga. Mūsu mērķis bija uzlabot un atvieglot uzņēmumu dzīvi. Tieši liekot uzsvaru uz uzņēmumu dibināšanu un reģistrāciju. Piemēram, šeit ir runa par izziņām, dokumentiem, kas ir jāsagatavo, jāiegūst. Ir šī iespēja sadarboties ar citām dalību valstīm, bet tas viss prasa uh, diezgan liels izdevumus un laiku. Pastāvēja ar zināmu juridiskā nenoteiktība saistībā ar reģistrāciju citā dalību valstī. Kopumā šī situācija noveda pie tā, ka vismaz daļēji zuda iespējas darboties vienotajā tirgū, bieži vien pat pirms aktīvās darbības. Dažkārt nācies ir uzņēmumiem atteikties no iespējamiem līgumiem, jo reģistrācija prasītu pārāk ilgu laiku vai resursus. Tagad mēs ievērojami samazinām šo nepieciešamo laiku. Digitālā re reģistrācijai vajadzētu aizņemt ne vairāk kā 5 līdz 10 darba dienas. Protams, ka ir eh, tāpat jāizpilda visas prasības reģistrācijas valstī. Visi dokumenti ir jāsagatavo Un, protams, ka direktīvā ir iekļauta arī uh, vairāki elementi, kas paredzēti cīņai pret iespējamu krāpniecību, kas šajā kontekstā arī ir jāpiemina kā svarīgs elements. Dāmas un kungi, konkrēti tagad runājot par kādiem uzņēmējiem ir runa. Runa šeit ir par aptuveni 24 miljoniem uzņēmumu Eiropas Savienībā. Aptuveni 80% no tiem ir kapitāla sabiedrības, un gandrīz lielāk, praktiski visi no viņiem ir MVU, mazie vidēji uzņēmumi, kas rada lielāko daļu darba vietu. Ja mēs šiem uzņēmumiem atvieglosim dzīvi, ļaujot ietaupīt laiku un naudu, arī personālu, tad tas ir labi. Un tieši to mēs arī ar šo ziņojumu vēlamies sasniegt. Šie noteikumi attiec uz kapitāla sabiedrībām, bet tagad es vēršos pie komisārs Jūrovas kundzes, lai pārbaudēji, kas notiks pēc aptuveni sešiem gadiem, pēc pārskatīšana, tas varētu tikt paplašināts uz visām sabiedrībām. Vēl viena lieta man eh, jāpiemina. Tas, cik nepieciešama ir sadarbība starp dalību valstīm atsevišķos aspektos. Par ko konkrēti es runāju? Piemēram, vadības funkcijas, respektīvi jautājums par to, vai kāds var ieņemt vadošo amatu uzņēmumā vai nē. Tas ir sarežģīts jautājums. Uh, Tāpēc mēs to risinājam tādā veidā, ka mēs direktīvas īstenošanas laiku pagarinājām. Jā, varētu teikt, ka kādam varbūt šķiet, ka mēs tādējādi sarežģām lietas, bet šeit es domāju, ka visas dalība valstis iegūs no šī regulējuma. Ja tas pareizi tiks īstenots, un labums būs sajūtams jau gana drīz uzņēmumi to sajutīs, uzņēmēji to sajutīs. Tāpēc aicinu rīt atbalstīt šo ziņojumu pirmajā lasījumā. Paldies! Tagad vārds komisārai Juravai. Rīt mēs pietuvosimies uh, kompāniju vajadzībām par soli tuvāk. Un tas ir pēdējais brīdis, kad tas ir jādara. Mēs palīdzēsim kompānijām lētāk un efektīvāk darīt šīs procedūras. Visās dalību valstīs tas būs iespējams. Kompānijas varēs izmantot digitālos instrumentus un procesus ne tikai nacionālā līmenī, bet arī pāri robežām. Tās ietaupīs naudu un laiku, sakot jaunus uzņēmumus un atjaunojot savu uniformāciju reģistros un viss tas notiks ar labiem drošības standartiem. Gribētu tiešām pateikties ziņotājam, referentam Zviefkas kungam par ātro darbu pie šī priekšlikuma un izcilu sadarbību. Komisija ir ļoti apmierināta ar rezultātu. Īpaši politiskā vienošanās par digitālajiem instrumentiem un rīkiem norāda, ka nacionālās sistēmas un procedūras var saglabāties, kamēr šī informācija ir pieejama arī tiešsaitē. Nodrošinājums pret krāpšanu. Direktīva parādīs, kādos gadījumos dalību valstis var pieprasīt fizisku klātbūtni procedūrās. Man priecina arī tas, ka informācijas apmaiņa par diskvalificētiem direktoriem ir pieņemta parlamentā. Tas padarīs šo vidi daudz skaidrāku un novērsīs krāpšanu. Vēl vairāk informācija no reģistriem būs pieejama brīvi, sevišķi runājot par tiem, kas ir iesaistīti šajos uzņēmumos un sabiedrībās. Komisija pilnībā atbalsta kompromisus un gaida rītdienas balsojumu. Paldies EPP grupas vārdā pusotra minūte. Radava kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kolēģi, gribētu apsveikt Tadeušu Cvivku ar šo vienošanos, ar galīgo versiju. Direktīva nāks par labu pirmām kārtām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas, ka mums nebija skaidru noteikumu un pastāvēja liels atšķirības starp dalību valstīm, radīja birokrātisko slogu un laika patēriņu visiem, kas vēlējās vai nu paplašināt savu darbību kādās Uh, uzņēmumos vai dibināt jaunus uzņēmumus. Šeit kapitāla sabiedrība darbība ir atvieglota. Dokumentus tagad var pārsūtīt uz reģistru tiešsaitē. Reģistrācija ir daudz lētāka, arī Bulgārijā šī procedūra ir ieviesta. Dokumenti tiek izskatīti straujāk un šāda reģistrācija neprasa papildu izdevumus. Vienreiz izdari ir tas pamatprincips, ir jāsniedz šī informācija un tikai vienreiz. Šāda reģistrācija visā Eiropas Savienībā katrā ziņā nāks par labu maziem vidējiem uzņēmumiem. Digitālie risinājumi sabiedrību tiesībās paredz arī augstus drošības standartus, identitātes pārbaudas un nepieciešamās intervijas. Informācija par kompānijām būs pieejama par brīvu, un tas pilsoņiem katrā ziņā ir izdevīgi. Paldies! Reigners Kunze godātā komisārs kundze, godātais referenta kungs, digitalizējot Eiropas Savienības sabiedrības tiesības, uzņēmumi varēs tikt dibināti tiešsaistē, iesniegt dokumentus tiešsaistē, un eh, lielākā daļa procesu arī varēs tikt nokārtoti internetā. Bet tas vispār paliks nacionālā kompetencija. no sākuma manas grupas sociāldemokrātu atbalsts vēl nebija garantēts, jo mums bija ļoti svarīgi nodrošināties pret krāpnieciskām iespējām, ja uzņēmumus var nodibināt citā ES dalību valstī ar peles klikšķi. Mēs vēlamies e, vērsties pret paskastīšu firmām un vērsties arī pret valstīm, kas pašas vēlas deklarēt sevi kā tādas Eiropas delavēras. Uh, Vēlos pateikties referentam Cvifkas kungam, komisārai paldies, sarunvedēju komandai, arī mūsu ēnu referentei Ietei Gutelanda kundzei un citiem. Rezultāts paredz to, ka ir nepieciešams pārbaudīt rīcības spēju personām, kas vēlas dibināt uzņēmumu, un dalību valstīm, neskaroties uz pilnīgu digitalizāciju, atsevišķu iemeslu dēļ ir iespējams pieprasīt papildu informāciju. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai tiešsaistes reģistrācija nekļūtu par jaunu instrumentu paskastīšu firmu eh, reģistrācijai. Vairāk informāciju iespējami pieprasīt. Un līdz ar to viss mehānisms darbosies efektīvāk. Svarīgs jaunums ir arī tas, ka kā dalību valstīm ir jāīsteno noteikumi, jāpieņem to. Krāpnieki nevarēs eh, turpināt savu krāpniecisko darbību citās dalību valstīs. Uzņēmumiem ir jāgūst labums no digitalizācijas, bet Eiropa nedrīkst kļūt par tiešsaistes interneta veikalu krāpnieciskiem darījumiem. dalību valstīm ir jāievieš nepieciešamās kontrolas, lai nodrošinātu, ka sabiedrības tiesības netiktu ļaunprātīgi izmantotas. Apsveicu ar šo sprintu, kas eh, tieši šajā sasaukuma noslēguma periodā tika īstenot. Paldies! A következő felszólalónk Ralf Paket, az Európai Konzervatívok. Nākošais runātājs Ralfs Pakets, reformistu grupa, konservatīva reformistu grupa. Paldies! Flandrijā mazie un vidējie uzņēmumi faktiski veido ekonomikas mugurkaulu, sniedz visvairāk nodarbinātības un satur kopā sabiedrību. Digitalizācija varētu padarīt viņu dzīvi vieglāku, taču mums ir nepieciešama taisnīga konkurence. Mēs uzskatām, ka reģistrācijai jābūt pēc iespējas vienkāršākai, un digitālā formātā, protams, tas tā ir. Taču tas, ka jūs varat izveidot kompāniju tiešsaistē, varētu radīt problēmas krāpšanas virzienām. Taču ir citi veidi, kā garantēt informācijas drošību. Elektroniskā veidā pārbaudes kompānijas izveidei ir jābūt pēc iespējas vienkāršai un lētai. Tas nāks par labu visai ekonomikai. Paldies! Pirms dodu vārdu Švickas kungam, lai slēgtu šī diskusiju, došu vārdu komisārs kundzei. Paldies! Gribu pateikties jums par teikto. Veids, aicinu jūs arī balsot par kompromisu priekšlikumu. Ar šo tiesību aktu mēs aicinām Eiropas kompānijas darboties 21. gadsimtā, un tas ir pareizs solis. Tagad mēs varam pievērst uzmanību arī lai nodrošinātu īstenošanu praksē pēc iespējas straujāk. Paldies! Došu vārdu referendam. Un, protams, apsveicu jūs ar padarīto. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisārs kundzei, paldies kolēģei par to, ko viņa sacīja un arī ko citi sacīja par šo tematu. Mums, kā likumdevējiem, kā Eiropas parlamentam, tas šķiet tikai un vienīgi dabīgi, ka lielākā daļa no Eiropas uzņēmumiem ir godīgi. Un tāpēc mēs ierosinām tādus risinājumus, kas šādiem uzņēmumiem atvieglos dzīvi parastos apstākļos. Un parasti apstākļi mūsdienās nozīmē digitālu pieeju, bet, protams, pastāv arī krāpnieki. Un eh, cerams, ka mēs varēsim nodrošināt to, ka izmantojot internetu, šādi krāpnieki nekļūs vairāk. Tātad vēlreiz paldies visiem, kas veica apjomīgu darbu. Un mans aicinājums tagad ir padomei, lai dalību valstis tagad direktīvas īstenošanā rīkotos ātri jo uzņēmēji Eiropā gaida uz šādiem moderniem risinājumiem. Viņus to vēlas pēc iespējas ātrāk. Paldies! Kolēģi, ar to arī beidzam šo diskusiju. Nākošais. Evelīns Regneris ziņojums pārobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana. Dosim vārdu referentei. Paldies, godātā komisārs kundze, kolēģi. Tas, ko mēs šeit esam radījuši, ir stūrakmens. Direktīvas apmērs un eh, sarežģītība ir pielīdzināma Um, datu aizsardzības likumdošanai. Mums bija 110 sarunu stundas, un to laikā mēs nonācām pie kopīgas direktīvas teksta. Par to vēlos no sirds pateikties visiem iesaistītajiem komisijai, komisārs kundzei, ēnu referentiem, bet arī padomēji. Tagad mums ir jauns risinājums, kas regulē uzņēmumu darbību, pārobežu darbībai, reorganizācijai, apvienošanai, sadalīšanai. Ja visiem uzņēmumiem ir tiesības darboties, reģistrēties citā dalību valstī, ja es esmu arotbiedrību pārstāve un ļauju uzņēmumiem ar šo regulējumu darboties citās dalību valstīs. Šīs tiesības uzņēmumiem ir e, jau kopš ES dibināšanas, bet tā nav bijusi pietiekami labi regulēta. Līdz ar to pamatā bija jāpaļaujas uz Eiropas Savienības tiesas e, spriedumiem šajā jomā, kas apstiprināja tiesības šajā jomā. Man vienmēr svarīgi ir bijusi nepieciešamība atrast līdzsvaru Uzņēmumiem ir jāizmanto šīs tiesības, viņiem jābūt šādām tiesībām, bet vienlaicīgi ir jāaizsargā gan uzņēmēji, gan darba ņēmēji. Mēs varējām atrast labāko līdzsvaru, un Eiropas parlamenta nostāja šajā tekstā ir atrodama un pietiekami atspoguļot labāka aizsardzība darba ņēmējiem, tad, kad uzņēmums eh, pārvācas vai paplašinās uz citām dalību valstīm. Ir arī atsevišķa klauzula pret ļaunprātīgu izmantošanu kā piemēram paskatīšu firmu dibināšanas um, ierobežošana. Darba ņēmēji ir jāuzklausa un arī jāinformē, tad, kad runa ir par viņu darba vietu saglabāšanu. Ir norma attiecībā uz konsultēšanos ar darba ņēmējiem, un ir arī īpašs atgādinājums sniegt saulēcīgu informāciju un veikt konsultāciju šajā procesā. Uh, Papildus tam tiek ieviests jaunas piecas tiesības darba ņēmējiem uzņēmumam pārvācoties uz citām valstīm. Lai nebūtu situācijas, kad eh, strādājošie no ziņām eh, presē uzzina par savu darba devēju pārvākšanos uz eh, citu dalību valsti. Tur ir jāsagatavo atsevišķs plāns un jādod iespēju komentēt un viņiem ir arī tiesības saņemt pamatotu atbildi no va vadības. Skaidrs ir arī tas, ka arī Eiropas um, līmenī ir jāiesaista konsultācijās uh, arotbiedrības. Uh, nu, un darba ņēmējai nepieciešama pietiekama resursa, lai varētu īstenot savas tiesības. Līdz ar to mēs varējām uzlabot komisijas priekšlikumu. Un arī šeit visās uh, pārobežu operācijās uh, četri gadi Eh, ir noteikti kā norma un četras piekdaļas eh, kā sliekšņa vērtība, robeža vērtība. Eh, mēs dzirdējām par nodokļu skandāliem, Luxlīks, Panamas dokumenti un tā tālāk, bet arī par transporta un celtniecības jomas krāpnieciskajām darbībām ar nosūtītajiem darbiniekiem uz citām dalībvalstīm. Šī šīs tiesības tiek sistemātiski ļaunprātīgi izmantotas. Tas nozīmē, ka par to samaksā galu galā kādas valsts nodokļu maksātāji. Tāpēc es esmu lepna ar to, ka mums ir atsevišķa klauzula šeit pret šādu ļaunprātīgu izmantošanu. Līdz ar to, ja būs bažas, ka var būt krāpniecība konkrētā gadījumā, tad ir tiesības prasīt tiesai uh, pārbaudīt šādas situācijas, vai ir nomaksāti nodokļi, vai netiek mēģināts apiet sociālo iemaksu, maksāšanas nepieciešamību un tā tālāk. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums vēlas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības pārcelties uz citurien, lai apiet kādas eh, tiesību normu prasības, tad eh, šim uzņēmumam tiek aizliegts to darīt. Šāda klauzula pret eh, ļaunprātīgu izmantošanu tiek eh, īstenota ar sankciju iespējamību. Ja tikai pēc pārstruktūrēšanas tas tiek konstatēts, tad iestādes var efektīvi, samērīgi noteikt nepieciešamos sodus. Tomēr Šeit mobilitāte vairs nevar tikt ierobežot. Jūs redzat, visaptvaroša paketē, un tāpēc ir liels paldies sakāms visiem ēnu referentiem, Luis de Grandes kungam, citiem, Paskalam Duran, kas aktīvi strādāja, lai apstiprinātu un pieņemtu šo visaptvarošo paketi. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā komisāra Juro lūdzu. Paldies! sākšu runu mazliet sentimentālā stilā, jo šī ir pēdējā plenāra sēde. Man ir bijušas tik daudzas šajos piecos gados, un man jāsaka, ka strādājot pie visdažādākiem tematiem, gan ar Regners kungu, de Grandes kungu, gan daudziem citiem, es vienmēr esmu uztvērusi šo sinerģiju, kas mums veidojās – politikas un ekspertīzes un veselā saprāta sinerģiju. Sapratni par to, kas ir jādara. Un, manuprāt, tas ir labs piemērs. Ļoti sarežģīts jautājums. Un daudz gudri cilvēki teica, ka nez vai mums izdosies nākt klajā ar kaut ko saprātīgu. Un tagad mēs esam ceļa galā. Ļoti grūts tas ir bijis, taču veiksmīgi mēs to esam izdarījuši. Vienotais tirgus dod labas iespējas kompānijām, taču bieži tās nevar tās izmantot praksē. Komisijas priekšlikums lielā mērā saistās ar ilgtermiņa mērķiem, kas ir gan parlamentam, gan arotbiedrībām, gan uzņēmumiem. Un, protams, man jāsaka paldies Regners kundzei un prezidentūram, kas ir ļoti konstruktīvi strādājuši pie šīs svarīgā un sarežģītā jautājuma. Man prieks, ka padome un parlaments ir atraduši pragmatisku kompromisu, kas var uzlabot situāciju gan uzņēmumiem, gan to darbiniekiem. Direktīva ļaus kompānijām pārorganizēt savu darbību vienotajā tirgu, nodrošinot strādājošo intereses. Komisija atbalsta obligāto raksturu daudziem punktiem, kas ir šai direktīvā. Komisija atbalsta arī nosacījumus strādājošo tiesībām, kur ir daudz jautājumu saistībā ar parlamentu. Uh, slieksnis, 4,5 daļu slieksnis pārobežu operācijām aizsargā palīdzības mehānismi operāciju tālākai izvēršanai dod ļoti nopietnu drošības spilvenu. Arī konsultācija un informācijas pants uzsver strādājošo intereses pārobežu uh, darbības gadījumos, kas parlamentam bija svarīgi sarunu pozīcijas sākumā komisija vēlētos arī apsveikt parlamentu ar kompromisiem un to, ko mēs esam sasnieguši. Tas ir liels solis uz priekšu, salīdzinot ar esošo situāciju. Sniedz stabilus likumus visām pusēm, kas iesaistītas pārobežu operācijas, nepadarot to pārāk sarežģītu praksē Tāpēc kompromisus komisija var atbalstīt un gaidām balsojumu rīt. Paldies! Paldies komisārs kundzei. Ekonomiskās komitejas vārdā Ludvigson kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, uh biju ziņotājs ekonu komitejām izstrādāja sekojušu atzinumu. Nosakot, ka ir nepieciešami skaidri un droši noteikumi, kas garantē iespēju uzņēmumiem pārvietoties Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmumiem, kas strādā nopietni. Tajā pat laikā mums ir nepieciešami tādi noteikumi, kas ļauj arī apkarot nodokļu un sociālo dempingu ir jāizvairās no tā, lai vienkārši pārcelšanās mērķis uh, būtu izvairīties no sociālo noteikumu ievērošanu, no darbinieku tiesību ievērošanu. Es pateicos referentē Evelīnai Regnerei, kā arī ēnu referentiem, atzinumu referentiem par izcilo sadarbību. Uh, šie jaunie noteikumi garantē vairāk uh, iespēju uzņēmumiem augt iekšējā tirgu. Tajā pat laikā šie jaunie noteikumi arī sniedz lielāku drošību gan uh, strādājošajiem, gan arī akcionāriem. Uzskatu, ka ļoti svarīgi rītdien mums vienoties par šo un pieņemt šo tiesību aktu, jo ir ļoti būtiski droši noteikumi par uzņēmumu tiesībām iekšējā tirgū. Tāpat laikā jāizvērās no krāpniecības un ļaunprātības. Tas ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā tas mazinās pilsoņu uzticību iekšējiem tirgumam ļoti būtiski, lai ar šo tiesību aktu mēs varētu garantēt vairāk taisnīgumu vienotajā tirgū. Un tas nozīmē, ka arī paskatīšu uzņēmumu ir jāslēdz. Paldies! Pateicos! Un tagad uh, politisko grupu uh, pārstāvjiem tiek dots vārds Digrandis Paskvalkungs, ETP vārdā lūdzu. Godētā priekšsēdētājas kundze, godētā komisāra Jurovas kundze, dāmas kungi deputāti, vispirms es vēlētos pateikties par uh, ļoti nopietnu un sarežģīto darbu, kādu ir veikusi mana, draud, mana draudzene, lai arī varbūt politiskā pretiniece Evelīna Rēgnere. Un kopā ar komisiju esam apstiprinājuši šo direktīvu galveno mērķi atvieglot uzņēmējiem, galvenokārt maziem vidējiem uzņēmumiem dibināt uzņēmēju darbību, kur viņi to vēlas. Mums ir ļoti skaidrs paredzami noteikumi aizvien globalizētākā pasaulē, tajā pat laikā arī neapdraudot strādājošo akcionāru tiesības. Jaunie harmonizētie noteikumi iekļauj nepieciešamās garantijas, lai aizsargātu visu tiesības šī direktīva atbild uz uh, nepieciešamību attīstīt uh, likumdošanu, ņemot vērā arī Eiropas Savienības tiesas spriedumus, kas ir atrunāti 49. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību. Mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka uzņēmēji, kas darbojas vienā dalību valstī, ka uzņēmumiem ir brīvība arī uh, pārvest savu sociālo sēdekli uz citu dalību valsti, nezaudējot savu juridisko statusu. Tajā pat laikā mēs uzskatām, ka ir ļoti labi, ka esam iekļāvuši arī eh, pretkrāpniecības klauzulu, lai izvairītos no eh, dažādām krāpnieciskām ļaundarb, ļaundabīgām darbībām, lai nevainētu iekšējo tirgu. Kā zina referente, es uzstāju ļoti uz to, lai uzņēmumi arī pamatotu citu starpā, vai viņi ir saņēmuši valstu atbalstu vai nē jo katru dienu saskaramies ar situācijām, kur uzņēmumi, kas saņēmušie valstu atbalstu, pēc tam pamet šo valsti un arī atlaiž strādājošos. Nu, tā tas ir vismaz Spānijā. Esam iekļāvuši arī ekspostu kontroli šai. Mm, Uh, mobilitātei, lai pārbaudītu, vai tiešām nav nekādas krāpniecības. Tad ir arī process, kas garantē adekvātu aizsardzību visām pusēm iekšējā tirgū. Un rezultāts ir ļoti pozitīvs. Ir uh, šīs mobilitātes, uh, uzņēmējdarbības, brīvība, un mēs vēlamies šādu Eiropu bez robežām. To arī esam šeit panākuši. Paldies! Liels paldies! Digrandes Paskuāla kungam! Un tagad es un D grupas vārdā Mikls Dečena divas minūtes lūdzu. Sveiciet, Frau Prezident! Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, rītdien balsošanā mēs liksim punktu nepieļaujamai situācijai. Situācija, kurā val, eh, uzņēmumi varēja pārcelties no vienas dalību valsts uz otru, neizpildot eh, savus pienākumus. Viņi varēja izvēlēties eh, brīvi valsti, kur ir zemākais algu līmenis un mazākie nodokļi jāmaksā. Tāpēc ir nepieciešama noteikuma, kas aizsargātu strādājošo tiesības pārstruktūrēšanas reorganizācijas gadījumos. Tas ir ļoti svarīgi un rada uzticību. Esmu ļoti pateicīgs kolēģei Evelīnai Regnerei par to, ka neskatoties uz daudziem šķēršļiem, viņi sasniedz šo rezultātu. Lielākais sasniegums ir tas, ka no neregulētas situācijas esam nonākuši regulētā situācijā. Vadībai būs pienākums arotbiedrībām sniegt detalizēto atskaiti par reorganizācijas ietekmi uz darba apstākļiem un situāciju. Tas ir labi. Īpaša klauzula ļaus eh, iestādēm veikt pārbaudi par reorganizācijas iemesliem. Tas arī ir labi. Tādējādi mēs ierobežosim paskatīšu firmu izveidi. Vai pat novērsim to? Dalība valstis nebija gatavas spērt soli vēl uz priekšu, viena iespēja ir palaista garām. Un tā nebija Eiropa, tas nebija šis parlaments, bet gan eh, dalība valstis kas tālāku lielāku aizsardzību strādājušiem neapstiprināja. Mēs atradām labus kompromisus, nācām klajā ar labiem ierosinājumiem par to, kā varam ieviest labākus, augstākus standartus. Šeit mēs redzam lielu nevienlīdzību starp uzņēmēju um, tiesībām un sociālo aizsardzību iedzīvotājiem. Teksts, par kuru balsosim rīt, ir pirmais solis pareizā virzienā regulētā situācijā. Es to atbalstīšu, bet mēs neaizmirsīsim, ka ir steidzami nepieciešams eh, pieņemt eh, līdz lemšanas eh, tiesisko uh, regulējumu. Tā kā šī pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā man vēlas pateikties visiem kolēģiem par to, ka es drīkstēju strādāt kopā ar jums visu šo laiku. Paldies! Kiitokset edustaja Decien ja hyvää jatkoa. Liels paldies! Un lai veicas turpmākajā darbā. Un tagad GUNKL e vārdā Mārtiņš Širdevans lūdzu. Ja, vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, Pirmkārt jau paldies jāsaka ēnu referentiem visiem un noteikti referentes kundzei par iestāšanos par strādājušu tiesībām. Man, diemžēl, gan jāsacina, ka labs parlamenta teksts trialogā ir uzlabots. Šoreiz jāsaka paldies padomēji, ka darba ņēmējiem pieeja informācijai, konsultācijām ir ticis apgrūtināts, tātad paldies ir pēdiņās. Un tā vietā, lai radītu skaidru, atklātu regulējumu pret peska, paskastīšu firmām, arī e, tas ir vērsts it kā uz lielāku mobilitāti, bet strādājošo tiesības tiek ierobežotas Un tāpēc mēs, kā kreisie, līdzīgi kā kolēģis, kas pirms manis runāja, prasīs uh, regulējumu līdz lemšanai, lai aizsargātu strādājušo tiesības vēl vairāk. Kītokset, edustajā eh, Širdevan. Paldies! Paldies! Uh, Širdevan kungam. Svabodas kunga nav šķiet zālē. Radev kungs ir zālē. Lūdzu, vārds jums! Благодаря, госпожо председател. Уважа... Paldies! Paldies! Komisārs kundze, kolēģe, esmu ļoti priecīgs, ka šodien mēs runājam par šo tiesību aktu, kas ir daļa no uzņēmumu tiesībām. Gribētu apsveikt arī Regners kundzei un komisijai, kas ieklausījās mūsu argumentos runājot par pārobežu konverģenci. Mums nevajadzētu aizmirst, ka galvenais mērķis ir atvieglot kompāniju darbību. Galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumus. Bieži vien šis process ir ļoti neefektīvs. Direktīva cels efektivitāti Eiropas biznesa vidē. Pārbaudes kas notiks šī likuma ietvaros, arī dažādie pasākumi pret ļaunprātīgu darbību ļaus monopoliem nedarboties tā, kā tie pieraduši. Mēs esam sasnieguši sabalansētību starp brīvību un strādājošo un akcionāru un kreditoru interesēm. Strādājošie ir jāinformē par sekām dažādām operācijām, un minoritāšu akcionāru tiesības arī ir jāizsargā. Kreditoriem būs skaidri garantiju par saviem ieguldījumiem. Paldies Radev kungam! Esam runātāju sarakstu pabeiguši. Neviens nevēlas runāt arī brīvā mikrofona ietvaros Jūravas kundzei. Vārds paldies! Gribētu pateikties par jūsu runām, par pozitīviem komentāriem. Likumi ir vajadzīgi, lai uzņēmumi būtu mobīli pareizā veidā, un to mēs gribējām sasniegt. Mēs gribējām ļaut ar šiem tiesību aktiem palīdzēt gan kompānijām, gan strādājošo intereses aizstāvēt. Tāpat arī akcionāru intereses eh, neļaut veidot šīs paskastījušu firmas un izvairīties no nodokļu maksāšanu. Ļoti komplicēts, sarežģīts darbs, kas ļauj prasīt mūsu zināšanas un politisko gribu. Es vēlētos novērtēt ne tikai to, ka mēs kopā strādājām tādā kompromisa garā, bet strādājam ļoti ātri, jo laika bija maz. Un mēs to esam izdarījuši. Paldies! par sadarbību. Mēs faktiski kopā esam izstrādājuši labu sabalansētu priekšlikumu, un es ceru, ka rīt par to nobalsos pozitīvi šis parlaments. Paldies! Paldies Jurovs kundzei! Rēgners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tie, kas eh, labi pārzina sabiedrības tiesības eh, Eiropā, viņiem ir jābūt maratons krējējiem ar sprinta spējām. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gadiem ilgi strādājām pie šiem jautājumiem, lai beidzot tagad šeit Eiropai panāktu labus standartus. Mēs tiešām dienu un nakti līdz pat pēdējam uh, plenārsēžu brīdim, kā mēs to redzam, līdz pēdējai dienai cīnījāmies, lai vēl tomēr šo paketi apstiprinātu. Tāpēc mans paldies tiešām komisārs kundzei, sarunvedējai no Rumānijas prezidentūras, tāpat arī ēnu referentiem, kas bijuši ļoti konstruktīvi, un arī uh, darbiniekiem, kas man palīdzēja šajā darbā. Vēlos izmantot šo pēdējo minūti savā uzrunā, lai pateiktu, ka jā, šobrīd mēs esam daudz ko panākuši, bet nākošajam solim būtu jābūt horizontālam instrumentam nodarbinātājiem, lai viņi tiktu informēti un ar viņiem konsultētos, lai varētu arī ļoti elastīgi pielāgoties eh, dažādām situācijām. Kiitokset esittelijälle. Paldies. Pateicos mūsu referentei. Noslēdzam šīs debats par svarīgu jautājumu. Balsojums būs rīt. Turpinām darbu. Tagad skatīsim Krasnodēvska kunga ziņojumu par Eiropas aizsardzības fondu. Došu vārdu referentam Krasnodēvska kungam. Jums četras minūtes, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos paust savu apmierinātību ar to, kā pēc trim trilogiem daudzu uh, stundu diskusijā mums ir izdevies izstrādāt daļējo vienošanos, par kuru balsosim rītdien. Šis darbs nebija vienkāršs. Ļoti daudz bāžas bija saistītas ar šo fondu, bāžas, kas, manuprāt, bija absolūti nepamatotas. Visas šīs bailes un pretrunas joprojām vēl pastāv, un tas man tiešām pārsteidz, jo Man šķiet, ka tomēr esmu mēģinājis ņemt vērā dažādus argumentus, ko, iz, ko izteica dažādi kolēģi. Butikoferi kunga sacīto, Martēni kunga sacīto, mēģināju ņemt vērā uh, viņu argumentus, un man likās, ka šie kolēģi drīzāk bija apmierināti ar sasniegto rezultātu. Taču Izskatās, ka viņi tomēr apšauba šo tekstu. Balstoties te galvenokārt uz diviem argumentiem, kas viens ir ētiska rakstura un otrs saistīts ar deleģētajiem aktiem. Par ētiskajiem apsvērumiem uh, Tad te vairāk ir jautājums par to, vai tas neapšaubīs mūsu transatlantiskās attiecības, vai tas neapšaubīs nevainās mūsu attiecības ar NATO. Nu, šādus argumentus vairāk minēja kreisie spēki. Pat uh, Jā, arī jo, centriskās un labējās grupas arī minēja šos apsvērumus. Manuprāt, tas nav pamatot. Es uzskatu, ka izstrādātais kompromiss. Uzliek par pienākumu padomei respektēt visus šos elementus, par ko esam vienojušies. Esmu arī pārliecināts, ka komisija, arī komisārs kundze ir apmierināta ar panākto vienošanos. Es tagad vēlētos varbūt pavisam ātri uzskaitīt to, ko ir panācis Eiropas parlaments, proti, ka tā būs Eiropas komisija, ka tieši, kas tieši pārvaldīs šo aizsardzības fondu. Tālāk arī attiecīgiem tehnoloģijām tiks atvēlēts atsevišķs budžets un netiešās izmaksas netiks ierobežotas. Uh, Ir arī preferenciāli nosacījumi, kas ļaus piedalīties fondā MVU. Tad arī ir nosacījumi, kas attiecas uz ļoti uh, striktiem, striktām kontrolēm pār projektiem, kas tiks īstenot pateicoties uh, šim fondam. Tādējādi mums tiešām ir izdevies panākt ļoti daudz, arī no padomas, ja, piemēram, ja salīdzinām uh, to, kas ir paredzēts uh, fondam. Un fonda īstenošanai. Man īpaši svarīgi ir tas, ka esam arī panākuši to, ka uzņēmums, uh, kurus kontrolē valstis, pret kurām ir uh, vērsta Eiropas Savienības sankcijas, ka šī uzņēmuma nesaņems finansējumu. Tad mums ir arī pa, izdevies panākt to, ka atsauce uz šo aizsardzības fondu atbalstu. Tas ir ļoti svarīgi, jo aizsardzības fonda mērķis nav militarizēt Eiropas Savienību vai veicināt ieroču eksportu. Nē, šeit mēs vēlamies atbalstīt pētniecību un attīstību bruņojumu jomā. Es esmu pārliecināts, ka šis aizsardzības fonds ļaus radīt nepieciešamās augstas kvalitātes aizsardzības tehnoloģijas. Tas ir vissvarīgākais. Nu, tas, ko mums neizdevās šeit iekļaut, ir Tas ir atrunāts šajā delģētajā aktā, bet nu, tāda ir šī situācija. Mērķis bija nodrošināt, lai aizsardzības fonds jau būtu darboties spējīgs kopš sākot ar 2021. gadu. Būtu noteikti vēl minēmi papildus apsvērumi, taču gribēju teikt, ka mēs esam saglabājuši to, kas ir vissvarīgākais kreiso argumenti šeit nav īsti pamatoti. Liels paldies referentam! Un tagad Dāfet komitejas vārdā Makalister kungs lūdzu. Sehr verehrte Frau Präsident! Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze! Ar Eiropas aizsardzības fondu Mēs speram lielu soli uz priekšu, lai apvienotu spēkus pētniecībā, aizsardzības jomā un tādējādi efektīvāk organizēt mūsu aizsardzību. Kā referents ārlietu komitejā var uzsvērt vienu punktu šeit. Eiropas aizsardzības fonds rada pamatu labākai sadarbībai aizsardzības jomā. Arī tas būtu jāturpina apvienojot eh, spēkus. Tādējādi mēs varēsim mazināt nepieciešamo bruņojumu, izmantot to efektīvāk un efektīvāk līdz ar to arī izlietojot nodokļu maksātāju naudu. Mēs uzlabosim savas aizsardzības spējas un līdz ar to arī mūsu pilsoņu aizsardzību. Tāpēc aicinu visus kolēģus rītdien pusdienlaikā balsot par šo ziņojumu. Paldies! Kiitos eh, edustaja McAllister. Ja nyt... Paldies McAllister kungam. Un tagad komisijas vārdā Benkovskas kundze. Kolēģi, ir labi, ka mums ir iespēja vēlreiz pārunāt Eiropas aizsardzības fondu. Tas mainīs ļoti daudz ko saistībā ar sadarbību šajā jomā Eiropā. Darbs ir bijis ļoti intensīvs, gan intra, gan uh, trialoga ietvaros. Ceru, ka parlaments rīt nobalsos par pirmo lasījumu. Mērķis ir veidot aizsardzības savienības elementus, taču sarunas itre kurā jūs visi piedalījāties, ziņotājs, Kasandemska kungs, Groštets kundzi un daudzi citi, un Makalesters, protams. No vienas puses tas veidos mūsu strateģisko autonomiju, attīstot mūsu spējas, taču galvenais tas cels izdevumu efektivitāti. Mēs kofinansēsim industriālos projektus, sadarbību aizsardzības jomā, celsim konkurētspēju un inovāciju līmeni. Šādā veidā veidojot Eiropas tehnoloģisko autonomiju. Tas, protams, nekādā veidā nav pretstats NATO, bet komplementārs projekts. Šeit ir daudzas iezīmes, par ko parlaments ir uzstājis. No komisijas perspektīvas Eiropas likumi būs spēkā, būs Eiropas pārvaldība, kas komisijai ir ļoti svarīga, jo šeit parādās Eiropas Savienības budžets komisija īstenos darbības ar šo fondu. Mēs stiprināsim arī fonda izmantošanas iespējas, arī skaidri noteikumi finansēsim tikai Eiropā bāzētas kompānijas, kas nodrošina drošību informācijas piegādes un neizpaušanas ziņā. Mēs, protams, nevienu neizslēdzam no mūsu alianses, taču veidojam nosacījumus sadarbībai. Lai tiktu aizsargāts Eiropas intereses, šie nosacījumi ir līdzīgi tiem, kādi ir mūsu uzņēmumu darbībai trešajām valstīm. Sadarbība ir pamats visam fonda darbības nolikumam. Būs specifiski noteikumi, kas veicinās vidējo un mazo uzņēmumu iesaistību. Šeit varēs piedalīties arī mazie ražotāji. Ceturtais juridiski noformulēts, ka darbības būs saistītas ar nacionāliem un starptautiskiem likumiem, tāpat arī ar ētiskajiem principiem. Parlaments vēlējās, lai komisija izstrādātu ētikas likumus, kas tiks izmantoti novērtējumam. Fonds izslēdz arī darbību letālo autonomo ieroču izstrādē bez cilvēka uzraudzības. 8% no budžeta tiks izmantoti arī specifiskajiem ieročiem. Kompromisa teksts, manuprāt, ir radis labus risinājumus, un ikgadējās programmas tiks izmanto, izveidotas īstenošanas likumu ietvaros. Darba programma tiks izstrādāta, piemērota nepieciešamajiem apstākļiem katru gadu. Komisija šo jautājumu pārunās ar parlamentu. Tas nav nekas unikāls aizsardzības jomā. Ir citas programmas, citi priekšlikumi, kas izmanto īstenošanas likums, ko savukārt parlaments ir atbalstījis. Paldies! Paldies komisārei! Budžeta komisijas vārdā Lamasūra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētā komisārs kundze, kolēģi! Budžeta komitejas vārdā vēlētos apsveikt visus, kuriem pateicoties mēs esam um, uh, vienojušies par šo daļējo vienošanos, un arī paldies komisāras kundzei budžeta komitejai. Šī vienošanās ir tiešām ir viens no inovatīvākiem projektiem, kādu iekļaujam daudzgad finanšu schēmā. Mēs esam cīnījušies gadiem ilgi, lai aizsardzībai tiktu atvēlēta Eiropas Savienības budžeta līdzēkļi. Esmu par to īpaši priecīgs. Par to, ka arī šajās programmās ir piekļuva arī Invest EU instrumenti. Arī tad rītdien plenārsēdē tas ir jāakceptē. Un tad arī ar šo projektu mēs nosūtam ļoti spēcīgu politisko signālu. Tas ir valstu suverenitātes centrā. Šī um, programma norāda uz to, ka uz Eiropas Savienību tiek arī pārnest vairākas kompetences, lai nodrošinātu lielāku drošību ar mazākām izmaksām. Paldies! Liels paldies Lama Sūri kungam. ETP vārdā Francoās Grostet lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze, gudētā komisāras kundze, kolēģi. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās šeit plenāra sēdē pēc 25 gadu darba Eiropas parlamentā, un šovakar priecājos, ka tieši runāju par Eiropas aizsardzības fondu. Es ceru, ka šis fonds būs papildus Eiropas integrācijas rīks, veicinot sadarbību. Jebkurā gadījumā šis ir vēsturisks brīdis. Izmantošu iespēju, lai pateiktos referentam. Uh, Uh, Krasnodebska kungam, īpaši komisārē Bjankovskai, kura mums arī ļāva uh, ļoti ātri vienoties. Ļoti ilgu laiku daži tiešām bremzēja progresu, lai varētu izstrādāt patiesu Eiropas industriālo politiku aizsardzības jomā, bet mazākā trīs gadu laikā paveicām to, ko neviens nebija iedomājies. Uh, Tādējādi rēķinos ar visiem konstruktīviem Eiropas spēkiem, lai varētu akceptēt šo ļoti labo vienošanos un rēķinos ar nākamo Eiropas parlamentu, lai tiktu uh, apstiprināts 13 miljārdu eiro budžets. Nākamajam finanšu periodam ir jāpiesaist inovatīvākie projekti no rūpniekiem un dalību valstīm. Šīs fonds ir tieša atbild uz līdzpilsoņu bažām, vai tas būtu par ētiku vai par. Eh, um, robotu aizliegumiem, un mums ir ļoti spēcīgi argumenti arī pret, pret pacifistu ideoloģijām. Uh, Un visbeidzot, šīs fonds ir arī iespēja Eiropai ņemt likteni savās rokās, stiprināt tehnoloģisko, strateģisko kapacitāti. Eiropas Savienībai mēs piešķiram lielu neatkarības kapacitāti ar finansējumu, kas tiks uh, virzīts Eiropas uzņēmumiem. Mums ir uh, jābūt strateģiski neatkarīgiem, tas ir ļoti svarīgi arī citās jomās - veselības, kosmosa, enerģijas, pārtikas jomā, protams, aizsardzības drošības jomā, jo aizvien nestabilākā pasaulē mums vispirms ir jārēķinās uz mūsu pašu spēkiem. Tikai tādā veidā varēsim izveidot spēcīgu Eiropas Savienību, kas ļaus labāk aizsargāt, nodrošināt arī valstu drošību globalizētajā pasaulē. Paldies! Paldies, Grostets kundze! un lai arī tad jums ir uh, ļoti uh, uh, veiksmīgi arī dzīve pēc Eiropas parlamenta darba. Un Martēna kungs, lūdzu, SMD vārdā. Merci, madame la présidente. Évidemment que je comprends. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es saprotu, kā komisija un padome ļoti priecīgi par šo projektu un vienošanos. Viņi ir panākuši to, ko viņi gribēja, ka nav deleģētie akti. Varbūt dažiem tas liekas tāds tehnisks jautājums, bet man tas tāds nav. Jo gala beigās te runa ir par Eiropas parlamentu kontrolas pilnvarām un par pilsoņu kontroli par šo 13 miljārdu eiro programmu tik jūtīgā jomā. Uh, Nu jā, te daži runā par detaļām. Un es atbalstu grozījumus, eh, par ko balsosim rītdien īpaši 7. pants par ētiku un par dažu ieroču aizliedzību, 11. pants piemēram. Mēs nevaram vienkārši atsaukties tikai uz starptautiskām tiesībām, jo tas nav skaidri. Piemēram, baltais fosfors, kas tiek izmantots eh, regulāri tas tiek atļauts, bet ja mēs to nediskriminēti izmantojam, tad eh, Ženēvas konvencija to aizliedz. Startautiskā sabiedrība jau arī gazas joslā ir izteikusi nosā, nosodījumu par tā izmantošanu, arī par vainētu urānu. Arī Beļģijā, piemēram, tiek paredzēts krimināls sots tā izmantošanā, bet startautiskajās tiesībās tas netiek aizliegts izsakot. Uh, ir e, ļoti konkrēti jāuzskaita bruņojums, kurā mēs nevēlamies investēt Eiropas Savienībā. Un visbeidzot par ieroču eksportu. Tas nav pieņemami, ka Eiropas parlaments varētu apstiprināt padomus vēlēto pieeju par e, to, ka dalību valstīm ir simtprocentīgi teikšana, jo šāda interpretācija ir pretrunā ar kopīgu piegaisnos aiz astoņiem kritērijiem kopš 2008. gadu neņem vērā to, ka visas valstis ir ratificējuši ieroču tirzniecību konvenciju. Jums tās ir detaļas, bet man tie ir ļoti būtiski jautājumi. Paldies! Kiitokset edustaja Martään. Liels paldies eh, Martēna kungam un tagad Alda grupas vārdā Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Es vēlos vispirms pateikties referendam Krasnodebska kungām par paveikto darbu, par pacietību. Es neiedziļināšos tehniskajā saturā, kas ir šai ļoti svarīgajā priekšlikumā. To visu jau uzskaitīja referents un arī komisāre. Es gribētu politiskāk izcelt to, cik ļoti svarīgs ir šis uh, solis uz priekšu Eiropas Savienības vēsturē jau kopš uh, 54. gada mēs uh, uh, atgriežamies uh, arī pie šīs neveiksmes, un tad nu, mēs tagad no jauna izveidojam šo kopienu. Šis ir ļoti suverēns jautājums. Te, tas ir arī jautājums par dalību valstu solidaritāti, izveidot fondu, lai mēs pētniecības attīstības jomā aizsardzībā nedublētu darbu, samazinātu uh, arī eh, izdevumus pasaulē, arī pie mūsu robežām aizvien ir eh, nestabilāka, mums ir jāstiprina mūsu drošība. Un tieši šī iemesla dēļ eh, arī tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī. Fonds arī labāk pavēļos, ļaus integrēt eh, aizsardzības rīkus. Protams, tas nav vienkārši tehnisks vai budžeta jautājums, tas ir ļoti svarīgs integrācijas process uz priekšu. Nožēloju, ka tiek prezentēti grozījumi tikai un vienīgi, lai kompromitētu vienošanās vienošanos, kas ir panākt trialogos. Eh, garantijas vienošanās ir gana spēcīgas. Un eh, nav pieņemami, ka līdzekļi šim jautājumam netiek atvēlēti atbilstīgi. Tie, kuri tic spēcīgākai integrācijai, uh, Mobilizēsimies drošākai Eiropai, kas aizsargā pilsoņus, atbalstīsim jauno aizsardzības fondu rītdien, liksim pirmo aizsardzības Eiropas akmeni, lai mēs varētu nodrošināt industriālo strateģisko neatkarību aizsardzības nozarē un labāk nodrošināt pilsoņu aizsardzību. Paldies! Kiitokset edustaja Rike. Ja sitten, um... Paldies, Rikē kungs! Un tagad goja vārdā Marijas Matijas kundze, lūdzu, vienu minūti. Esta de facto uma questão muito complexa. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Investīcijas tas ir ļoti labi. 3 miljārdi eiro Eiropas aizsardzības fondam. Tas nozīmē 3 miljārdus tērēt Eiropas projektam. Nu, tā nav nauda, kas tiek atvēlēta, lai uzlabotu līdzpilsoņu dzīves, bet drīzāk, lai izstrādātu ieročus. Nu, principā šeit mēs runājam par ieroču tirzniecību. Cilvēki vēlas tiesības un vairāk valsts pakalpojumu, ilgspējīgāku nākotni. Uh, Nekas neliedz dalību valstīm uh, brīvprātīgi aizsardzības jomā sadarboties. Mums nav nepieciešama vēl viena budžeta pozīcija, kam nav nekāda sakara ar uh, mērķiem, kas ir atrunāti līgumā, un tas mums maksās krietni vairāk nekā 3 miljārdus. Paldies! Kītos, Erustija Matijas. Pateicos Matijas kundzei. Un tagad uh, zaļo vārdā būtu tikko ferkungs. Frau Präsidentin! Priekšsēdētājas kundze, komisārs kundze, galētie deputāti. Tas, ka mēs kopīgi Eiropā darīsim vairāk kopīgai drošībai, ir izējas punkts manai argumentācijai. Tāpēc aizsardzības fondam var būt pozitīva loma. Bet šajās sarunās mēs nesasniedzām to, kas būtu bijis iespējams dublēšanās un neefektivitāte turpināsies bruņojuma iepirkumos. Tika izniekota iespēja. Pirmkārt, jau nebūtu pārmetums referentam, jo man jāsaka, ka man pat bija dažkārt pārāk jautri ar viņu diskutēt par NATO iejaukšanās realitāti. Bet no Rikē kunga un Grostetes kundzes es redzēju tikai Francijas bruņojuma lobija interešu aizstāvēšanu un militāristiskas ideoloģijas bīdīšanu. Tas, kas mums šobrīd šeit ir redzams, ir aizsardzības fonds, kur ētiskie apsvērumi ir tikai fasāde, tukša fasāde. Aizsardzības fonds, kur, kā Martēna kungs pareizi norādīja, pilnīgi bez jebkādas parlamentāras kontrolas tērēs 13 miljārdus septiņos gados. Aizsardzības fonds, kas nodrošinās to, ka mums būs lielāki bruņojuma eksporta apmēri. Šāda Eiropas parlamenta paškastrācija ir vienkārši kauns. Bet viena lieta gan ir labi izdarīta. Nebūs naudas slepkavu robotiem, bet ar to nepietiek. Tāpēc mēs nepiekritīsim un nebalsosim par. Un es vēlos vēlreiz brīdināt par ideoloģiju saistībā ar strateģisko autonomiju. Tie, kas šādā veidā cenšas definēt Eiropas aizsardzības politiku, runā neatbilstoši realitātei. Tā ir iedomāta uh, fantāzija. Paldies Butikofer kungam. Tālāk. Nākamais runātais - Jonatans Buloks. Divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Lai aizsargātu Eiropas pilsoņus, Junkera komisija ir gatava finansēt par 13 miljārdiem dažādus projektus - satelītu komunikācijas, agrīnās brīdināšanas sistēmas, jūras uzraudzīgu. Eiropas Savienība kļūst par totalitāru un pat militāru savienību. Komisija šo projektu ietērpi miera drānās taču faktiski šeit tiek veidota Eiropas armija. Makrona kungs arī aicināja uz to, lai aizsargātu Eiropu. Kā tad var runāt par federālu militāru projektu 27 nācijas, 24 valodas? Kā Tečers kundze kādreiz teica, jums nav naudas, tikai tā nauda, ko cilvēki pelna kad eiro ir krīzē un nepieciešams samazināt izmaksas, vajadzētu domāt par pilsoņu interesēm, par konkurētspēju, par karbonu jautājumiem. Eiropas armija ir vistrakākais, kas varētu būt. Atšķirībā no Krievijas un Amerikas, mēs neesam vienots darbinieks šai laukā. Brexits valdība Itālijā lielā mērā runā pretī federālistu integrācijai. Manuprāt, tas, ka nevēlēti birokrāti pieņem lēmumus par mieru un karu, par aizsardzību, ir nepieļaujami. Mēs esam pret Eiropas armiju un cerams, nacionālās valstis sapratīs, ka dodot varu komisijai ir kļūda. Tā kā šī ir pēdējā runa, aicinu jūs neveidot Eiropas supervalsti, Eiropas armiju, no tā nekas labs neiznāks, un ceru, ka nākošā parlamenta uh, locekļi atgriezīsies pie nāciju valsts un demokrātijas principiem. Paldies Bulaka kungam! Un lai jums veicās nākotnē! Un tagad individuāli runātāji Buzeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs liekam uzsvaru uz Eiropas Savienības aizsardzības pīlāru stiprināšanu. Bet par pamatu ņēmām NATO. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Tas ir svarīgi drošībai, aizsardzības jomai, bet nodrošinās arī attīstību šajā jomā Eiropas Savienībā. Es esmu Rūpniecības komitejas priekšsēdētājs un man prieks, ka mēs stiprinam mūsu uzņēmumus šai nozarē. Mēs vēlamies, lai šajā fondā varētu darboties pēc iespējas lielāks Eiropas uzņēmumu skaits, lai būtu arī um, pamudinājumi dalību valstīm eh, meklēt kopīgus risinājumus. Tāda arī bija eh, tā esence no konstatējumiem starptautiskā konferencē par šo tematu. Pateicoties eh, šīm fondam, to mēs arī varēsim sasniegt drīz vien Eiropā varēs daudz iegūt no inovatīviem risinājumiem, kas izrietēs no darba, ko paveiks fond, ar fondu atbalstu. Vēlos pateikties eh, par sadarbību ar komisārs kundzi. Paldies referentam Krasnodebska kungam. Jūs ļoti labi tikāt galā ar ļo, šo ļoti grūto dosjē. Paldies visiem ēnu referentiem. Paldies īpaši Francoāzai Grostet kundzei, kas bija referente iepriekšējā sasaukumā par līdzīgu tēmu. Šis ir ļoti nepieciešams solis pareizajā virzienā. Paldies, Buzekungs. Tālāk Viktors Bostināru, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Într-o lume... Paldies! Paldies! Uh priekšsēdētāji, tātad runājot par šo multipolāro pasauli, par to, ka ir jauni um, apdraudējumi, ļoti svarīgi Eiropas Savienībai konsolidēt arī savu lomu pasaules līmenī, lai mums tiešām būtu nopietna ietekme un efektivitāte. Aizsardzības politika ir prioritāte visiem mūsu pilsoņiem tieši šī iemesla dēļ. Mēs esam pieņēmuši šo tiesību aktu. Es ceru, ka rītdien tas tiks pieņemts. Tādējādi mēs vēlamies īstenot uh, Eiropas Savienības pasaules stratēģiju. Šī tiesība akta mērķis, uh, par ko notika ļoti efektīvas un labi sarunas ar padomu, ir izveidot Eiropas aizsardzības fondu daudzgadu finanšu schēmā laikā no 2021. līdz 2027. gadam. Šādā veidā mēs. Uh, Vēlamies arī reaģēt uz aizsardzības un drošības jautājumu prioritāti Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies arī atrisināt aizsardzības nozares fragmentāciju, lai varētu izvairīties arī no pārklājumiem un efektīvumu zuduma. Tad arī ir jāatbalsta bruņojuma iegādes projekti. Man, man politiskā grupā arī iestājas pār efektīvāku aizsardzības rūpniecību Eiropas Savienībā, lai mēs varētu izveidot integrētu iekšējo tirgu, lai tur iekļautos arī pētniecības un attīstības rīki aizsardzībai. Godātie mm, kolēģi, uzskatu, ka šis process ir jāturpina jāiestājas pār multilaterālo pieeju, bet balstoties uz noteikumiem, kāds ir atrunāts ANO hartāja konsolidē arī sadarbība ar NATO, kas ir vienīgais mūsu kontinentu drošības <clears throat> garants. Man bija tas prieks arī strādāt pie šī dosie pēdējo gadu laikā. Es atļaušos um, aicināt jūs rītdien balsot par šo. Šī ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamenta plenārsēdē un tādēļ izmanto gadījumu, lai jums pateiktos par visu, ko ļāvāt man šeit paveikt 12 gadu laikā. Grostets kundze, būsim pacifiski attīstību, bet nebūsim naivi. Paldies! Kītos, Erustijā eh, Bostināru. Jā, sit... Paldies Bostināru kungam. Žau Ferreira tālāk, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, 3 miljārdi eiro ir tā summa, ko Eiropas Savienība vēlas trenēt, tērēt militāram kompleksam Eiropā. To varētu tērēt cīņai ar nabadzību, palielinot publiskos tēriņus vai sociālajai ekonomiskai kohēzijai, bet tā vietā mēs veicināsim karadarbību, finansēsim militāro industriju un turpināsim virzību uz militārismu, kas tikai rada bažas tiem, kuri mīl mieru. ideja pamatā ir bijusi galvenokārt veicināt militāru pielietojumu pētniecības rezultātiem. Šis ir labs piemērs tam. Cilvēki, kas vēlas karu un vēlas stiprināt militāro um, industriju, viņi nav draugi mieram. Tas nav Eiropas Savienības interesēs. Metīsim šim mieru, sāksim darīt lietas citādāk, strādāsim, lai panāktu mieru, nevis karu. Paldies Ferērs kungam! Bitikofer kungam ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs pieņemat šo jautājumu? Ferreiras kungs. Ferreiras kungs. Zilās kartītes jautājums jums. Es runāju somu valodā. Vai jūs saprotat? Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, Butikofer kungs, 30 sekundes jautājumam. Paldies! Ferēras kungs, man tas likās ļoti interesanti, kā jūs tikko izteicāties pret tā saukto Eiropas Savienības militārismu. Kā jūs izskaidrosiet to, ka no jūsu frakcijas, no GOE, visu šos mēnešus neviens, neviens deputāts Neviena deputāte pat neieradās, lai piedalītos kaut vai diskusijā. Kā jūs varat šeit vērsties pret militārismu, ja nesat pat mājas darbu izpildījuši? Kiitos, ja sitten vastaus kolme. Paldies. Tagad atbilde. Butikofer kungs, mana grupa neatbalstīs šādu tērēšanu aizsardzības fondam, kas vēlas tērēt 3 miljārdus ieročiem. Mana grupa to neatbalstīs. Lai balso cilvēki no jūsu grupas, tātad no sociālistiem, no labējiem. Es saprotu, kāda ir struktūra šajā iestādē. Mēs esam mazākumā, jā, bet agrāk vai vēlāk tas mainīsies. Un mums būs nepieciešams apturēt šo virzīšanos uz militārismu Eiropas Savienībā. Vācu zaļie bieži vien gājuši roku rokā ar šiem militārajiem uh, e, atbalstītājiem. To jūs zinat no savas partijas vēstures. Paldies tālāk, Taranda kungs. Kītos, arvoisa puheenjohtaja. E... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu savu kolēģi Bitikoferu kungu. Es parasti atbalstu viņa ieskatu arī attiecībā uz Ķīnu un citiem jautājumiem, bet šoreiz Kaut arī viņa kritika attiecībā uz šo priekšlikumu ir ļoti precīza, viņš varētu, es ceru, piekrist man, ka EDF nāk mazliet par vēlu. Jo mums jau sen vajadzēja pieņemt regulējumu attiecībā uz kopīgiem Eiropas aizsardzības spēkiem, un ar to es domāju, kā pilāru NATO organizācijas ietvaros. Tas būtu spēks, ko tieši draudu gadījumā Eiropas Savienība varētu izmantot. Krasnodebskunga ziņojums par eh, nosacījumiem eh, attiecībā uz šiem spēkiem, nu, tur šis būs tikai pirmais solis. Balokungam vēlos norādīt, ka Eiropas aizsardzības spēki tiks izveidot, viņi runās angliski, bet, diemžēl, Brexit rezultātā viņiem nebūs britu komandieri, bet šie spēki būs. Ferērs kungam teikšu, 3 miljārdi uh, ir eh, nieki, Igaunijas budžets ir lielāks. Paldies Tarankungam. Nākamais Fabio Kastaldo, divas minūtes. Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Rītdienas balsojums par Eiropas aizsardzības fondu notiks pēc ļoti gāra sarežģīta darba, te pateicos kolēģim Krasnodevska kungam. Neatkārtošu visu šo procesu, biju ēnu referents un ļoti uzmanīgi strādāju pie šī jautājuma. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir strikti jāuzrauga kopā ar komisiju to, kā tiks at attīstīsies aizsardzības fonds rītdien. Un nebeidzas, bet sākas jauna industriālā fāze aizsardzības procesam. Eiropas parlamentam ir jābūt spēlētājiem un nevis skatītājiem. Deleģētie, mēs esam par deleģētiem aktiem, nevis par īstenošanas aktiem. Ļoti daudz laika atvēlējām, lai varētu vienoties. Daži grozījumi arī tika pieņemta decembra plenāra sēde. Eiropas parlamentam ir jāliek sadzirdēt savu balsi, runājot par attīstību un par eh, Eiropeisku aizsardzības fonda vīziju, lai visi uzņēmumi varētu vienlīdzīgi konkurēt spējīgi piedalīties arī konkursos, lai izstrādātu tehnoloģijas. Es ceru, ka būs atklāti konkursi. Kā mēs par to balsojām šeit, Eiropas parlamentā decembrī, arī grupa mēs paudām uh, dažādas arī šau, kritika par dažiem aspektiem un arī atgādinājumu, ka mēs nevēlamies tādu fondu, kas finansē e, divpusēju sadarbību, kam nav nekāda pievienotā vērtība. Negribam, lai aizsardzības fonds padarītu sarežģītu industriālo sadarbību arī ar trešajām valstīm, īpaši strateģiskajā ražošanas jomā. Lai attīstītu arī mūsu kapacitāti, negribam, lai uzņēmumi, kas strādā Eiropā un e, kas ražošanas ķēdē, tiktu izslēgti. Tātad saskaņā ar to, par ko balsojām Eiropas parlamentā, mēs negribam, lai aizsardzības fonds finansētu masu iznīcināšanas ieroči bez uh, cilvēku kontrols. Priekšsēdētāja pārtrauc runātāju, sakot, ka tas runā par ātrumu. Ja mēs vēlamies izveidot uh, Eiropas uh, uh, armiju, tas uh, nav atbilstīgi šim fondam un līgumam. Atgādinam to, cik svarīgi ir respektēt arī kopīgo nostāju par ieroču eksportu. Un tad aizsardzības fondam ir jābūt tādam, kas atvieglo sadarbību starp Eiropiešiem, tā skaitā maziem vidiem uzņēmumiem, kas arī padara efektīvu aizsardzības tirgu, kas mazina izdevumus. Uh, Un lai šis fonds nebūtu pret citiem vai lai aizsargātu specifiskus tirgus, nē, šim fondam ir jāsaprina mūsu industrija un jābūt atvērtiem sinerģijām ar citiem spēlētājiem. Visbeidzot, lai aizsardzības fonds varētu arī pārvarēt arī tos trūkumus, kas ir mūsu aizsardzības jomā, neaizmirstot arī to, ka gala lietotāji būs mūsu sievietes vīrieši. Paldies! Thank you very much, colleague. I... Paldies, kolēģi! Š manuprāt, tulki brīnišķīgi tika galā, bet e, ir ierobežojumi pat tam, ko viņi spēj izdarīt. Varbūt nākamreiz tomēr runāsiet mazliet lēnāk. Nākamais runātājs - Mihails Gālērs. Paldies! Man prieks, ka beidzot Eiropas Savienības līmenī mēs varam sniegt būtisku ieguldījumu, lai labāk aizsargātu mūsu pilsoņus no ārējiem apdraudējumiem. Tas ir pamats šī fonda izveidēji. Esošā drošības situācija un nepieciešamība darīt vairāk. Žēl, ka gan kreisajā, gan labajā spārnā ir spēki, kas vēlas eh, liekt mūsu pilsoņiem šo iespēju. Tas ir nevērīgi, nolaidīgi pret mūsu pilsoņiem Eh, pilsoņiem, arī pret mūsu karavīriem, kas šobrīd zem Eiropas Savienības karoga, piemēram, Malī vai Somālijas piekrastē vai Vidusjūras tūmā dien. Un tas palīdzētu karavīriem droši atgriezties mājās pie savām ģimenēm. Uh, Vēršos pie komisijas uh, un padomas. Jums nākotnē būs jāpierāda, ka paredzētie 13 miljoni Eiropas aizsardzības fondam tiešām tiks izmantoti kopīgiem pētnieciskiem produkt, uh, projektiem, uh, kā arī kopīgiem iepirkumiem. Jums ir jāpierāda, ka 210 miljārdi eiro, kas ir jūsu valstu bruņojumā vai finansējuma budžetā tiks labāk iztērēti nākotnē. Vai runājot par eh, FKS vai par eh, tanku iepirkumiem. Eiropas Savienības baltā grāmatā būtu jāskaidro, kam tas viss vispār ir paredzēts. Strateģiskā autonomija eh, ir šobrīd lietotais jēdziens, bet no tā ir jāveido stratēģija, lai mūsu pilsoņi un arī nozares saprastu, uz kurieni mēs virzamies rītdien balsosim par šo fondu, bet tas ir tikai pirmais solis. Un priecājos, eh, priecāšos redzēt, kā Udo Bulmans eh, balsos rīt. Eh, priekšsēdētājs otrai lielākajai frakcijai šajā iestādē. Paldies Gālerkungam. Nākamais runātājs Darījušs Rozatī, pusotru minūtu pani przewodnicząca! Šanovná pani komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Šodien mēs uh, runāsim par lietu, kas ir ļoti svarīga Eiropai. Runa ir par publiskajiem iepirkumiem, bruņojumam. Tā šobrīd ir ļoti uh, tāda fragmentēta joma. 7% vidēji tiek tērēti pētniecībai, pārobežu kontekstā, pārobežu projektos tas tiek tērēts. Kopumā tēriņi Eiropā ir divreiz lielāk nekā Krievijas federācijā, piemēram. Bet dalību valstīm ir tīpaši sadarbspējas jomā daudz, kas vēl būtu jāpaveic. Drošība ir mūsu prioritāte, ir jauni izaicinājumi, piemēram, Krievijas federācijas agresīvā politika. Jāatceras arī islāmistu fundamentālistu draudz. Tāpēc mums aizsardzības kapacitāte būtu jāstiprina Eiropā, un Eiropas aizsardzības fonds ir instruments, ar kuru tas būtu iespējams. Protams, ka izšķirošā šeit būtu sadarbības eh, izšķirošais būtu sadarbības jautājums, un mēs saprotam, ka fonds tiks piepildīts ar 13 miljārdiem eiro, un ar to mēs, protams, varēsim virzīt uz priekšu attīstību, izstrādi, pētniecību, bet ir nepieciešams rast arī līdzsvaru šīs naudas sadalīšanā. Visām dalību valstīm būtu jāiegūst kaut ko, uh, no šī fonda. Polijā arī ir liela eh, aizsardzības eh, nozara, būtiska daļa no tā. Paldies Rosatī kungam. Tālāk eh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmais pospešilkums, lūdzu. Paldies. Es klausījos uz diskusiju ļoti uzmanīgi un atbalstīšu šo priekšlikumu. Tas, manuprāt, ir ļoti noderīgs. Šie ieguldījumi stiprinās mūsu aizsardzības spējas, stiprinās mūsu aizsardzības industriju un būs pozitīvs ieguldījums kopumā. Šādi projekti nevar apdraudēt mūsu sadarbību ar NATO Tā nevar būt alternatīva NATO. Mēs Čehijā domājam, ka sadarbība ar NATO ir vitāli svarīga. Tātad ļoti labs projekts, bet NATO sadarbība ir vissvarīgākā. Paldies Pospešīla kungam Mariešu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 13 miljārdi Eiropas aizsardzības fondam. Tas nozīmē, būs mazāk nauda veselībai, infrastruktūrai, apmācībai, nabadzībai, tās apkarošanai. Es domāju, ka šī nauda nāks par labu lielajiem aizsardzības uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Tie tirgo ieročus Saudijai vai Turcijai. Donalds Trumps runājot par šiem jautājumiem, domā par savu kabatu, un mēs arī tagad tā domājam. Mēs kļūstam arvien militarizētāki, un praksē tas nozīmē, ka mums būs arvien vairāk militāro uzņēmumu, kas tirgos savu produkciju trešajā pasaulē. Naudu vajadzētu vairāk veltīt attīstībai. Paldies! Paldies Mariešu kungam! Dobrovičas. Jā, šis solis kuru pieminēja Tarankungs, Grostets kundze, Rikē kungs, visiem jums varu pateikt, mēs zinām, ko, kurš vēlas sasniegt Vācija pēc kara nonāca amerikāņu kontrolē un vēlas tagad Eiropas armiju, lai no tā, no tā atbrīvotos, bet kāda jēga Polijai no tā, to es nesaprotu. Mēs atsakāmies no suverenitātes atkal, kontrolas pār savu armiju ar šīm kopīgajiem iepirkumiem un pētniecību. Tas nozīmē, ka mēs autonomi vairs nespēsim rīkoties. Tas ir draudz. Pagājuši gadu to komisija arī skaidroja. Man ir jautājums, kā tad tas viss darbosies? attiecībā uz mūsu neatkarību. Nu, mums tur kaut kas ir jādara. Kiitokset, edustaja Sosniers, ja nyt sitten voi... Paldies Sosnierca kungam. Un tagad dosim vārdu komisārei Bienkovskai. Paldies! Paldies visiem! Gribētu pateikties par jūsu komentāriem, novērojumiem. Gribu teikt, ka šis nav viegls jautājums, par ko diskutēt un par ko vienoties starp trīs institūcijām. Gribētu pateikties jums visiem, kas strādājāt, meklējot risinājumus tehniskajiem aspektiem. Runāšu tikai par diviem. Pirmais par sadarbību. Daudzi no jums runāju par sadarbību un par naudas apjomu. Teikšu vēlreiz, sadarbības trūkums aizsardzības sektorā ir ļoti dārgs 20 līdz pat 100 miljardiem gadā. Tas ir sadarbības trūkuma radīts zaudējums. Otrs jautājums par eksportu. Līgums ļoti skaidri nosaka, Tā ir dalība valstu kompetence, un mēs nemainām to nekādā veidā. Mēs nepalielinām eksportu ieroču jomā. Mūsu mērķis ir samazināt mūsu atkarību no trešajām valstīm. Tehnoloģiskajā aspektā sadarbība un tehnoloģiskās atkarības samazināšana ir vissvarīgākie elementi šī fonda darbībā. Aizsardzība arī veicinās mūsu integrāciju. Mēs runājam par to un gribu uzsvērt, ka komisija atbalsta šo vienošanos sasniegto trialoga ceļā. Ceru, ka balsojums rīt būs pozitīvs. Gribētu jums pateikties referentiem, ēnu referentiem Itra komitejas vadītāji esmu ar jums ticies iepriekš. Šeit bija daudz jāstrādā. Tas nebija viegli, bet rezultāts ir apmierinošs. Paldies komisārei! Un tagad vārds referentam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies par interesantajiem argumentiem šajā diskusijā. Tā principā parādīja, ka mēs atšķirīgi skatāmies uz šīm lietām. Sociāldemokrātiem pašiem bija atšķirīgs skatījums, atšķirās arī zaļo viedoklis. Jā, nu, ir dažādi viedokļi arī starp dalību valstīm, kas piedalīsies, arī no valstīm, kur sen nav bijuši nekādi iebrukumi. Un tad ir valstis, kā Baltijas valstis, piemēram, atsevišķas citas austrumu Eiropas valstis, kas joprojām jūt apdraudējumu un saka, jā, sociālās programmas jau ir svarīgas, bet ja mēs nevaram garantēt brīvību, tad mūsu labklājība ir apdraudēta. Es vēlos pateikties Austrijas un arī Rumānijas prezidentūrām. Viņi izdarīja ļoti lielu darba apjomu, bija ļoti profesionāli un kompetenti. Un tiem visiem, kas runāja par attiecībām ar NATO, es varu norādīt, ka mēs esam par šo fondu. Mēs apzināmies, protams, to, ka NATO ir garants mūsu drošībai. Tajā jau nekas nemainās. Mēs vēlamies, lai tādas valsts kā Francija, piemēram, arī iesaistītos NATO austrumu robežu sargāšanā. Vēl viena lieta man ir svarīga. Kāds eh, labums esot Polijai no šī fonda? Es domāju, ka mēs varam modernizēt savu aizsardzības nozari, sadarbojoties ar vadošajiem uzņēmumiem Eiropā šajā nozarē, tā skaitā pētniecībā un izstrādē. Cerams, ka eh, ieguvums būs visai Eiropai, ne tikai daļai no tās. Un vēl viena lieta. Aicinu balsot par tekstu tā, kā mēs to esam panākuši sarunās. Lūdzu, noraidīt visus plenāru sēžu grozījumus pret visiem grozījumiem. Tātad, jo savādāk vienošanās vairs nebūs spēkā. To es tiešām vēl jums lūdzu visiem, kuriem šis temats ir svarīgs. Tā, kā jau sacīju, tā ir iespēja nozarei, bet arī visai Eiropas Savienībai un arī NATO stiprināšanai un mūsu aizsardzības kapacitātei, kas ir svarīga, lai mēs varētu saglabāt savu dzīvesveidu, savu civilizāciju un aizsargāt to. Paldies! Paldies referentam! Ar to noslēdzam debats par šo punktu. Balsojums būs rītdien. Ejam tālāk. Darba kārtībā tagad būs kopīgās debates saistībā ar sektējām obligācijām, Bernda Lukas ziņojumu. Tātad divi viņa ziņojumi, gan attiecībā sektām obligācijām, gan šo obligāciju publisko uzraudzību. Un dodu vārdu referentam Berntam Lukam uz četrām minūtēm. Frau Präsidentin, äh, meine. Da, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Katram kapitāla tirgum ir svarīgi, lai būtu droši vērtspapīri. Diemžēl mēs zinām, ka droši vērtspapīri ir reta parādība. Mēs zinām, ka vērtspapīrošana vēl nenozīmē drošību. To mēs zinām praktiski visi kopš vismaz finanšu krīzes laika. Mēs zinām, ka Valsts kastes obligācijas arī nav nekāds drošības uh, garants. Arī Eirozonas valstu obligācijas eh, nav pietiekams garants. Tas mums, visi, tas mums visiem kļuva skaidrs uh, tieši valstu parāda krīzes laikā. Bet mēs zinām, ka ir drošs vērtspapīrs, šīs sektās obligācijas. 50 tās ir pastāvējušas nu, ilgu laiku un nav bijusi bankrota. Tas ir vērtspapīrs, kas mums nepieciešams arī šobrīd Eirozonā un Kapitāla tirgus savienībā. Un tieši tādēļ ir pārsteidzoši, ka sektā obligācija ir diezgan vāji attīstīts instruments Eiropas Savienībā. Ir tikai ļoti neliels dalību valstu skaits, kurām ir tradīcijas izmantot šo instrumentu gadu desmitiem, dažas gadu simtiem, kamēr citas dalību valstis ir praktiski bez jebkādas pieredzes šajā jomā, kuram pat nav īsti likumdošanas attiecībā uz saktējām obligācijām. Nu, šīm valstīm mēs tagad palīdzēsim, pieņemot direktīvu un regulu. Un tieši direktīva ir tā, ko es vēlos šeit izcelt, jo tas ir tieši kā um, tāda um, lieta, pie kuras uh, pieturēties, pēc kuras vadīties, kas var šo vadlīniju izmantot, lai pārņemtu savā likumdošanā to, kas ir pierādījies ilgos gados, kas ir labākā prakse attiecībā uz sektajām obligācijām. Šajā likumdošanas darbā mēs īpašu uzmanību pievērsām labākās prakses pārņemšanai, īpašu uzmanību pievēršot augstai kvalitātei. Un, manuprāt, mēs nonācām pie laba rezultāta. Saktās obligācijas direktīva ir izveidota tādā veidā, ka mēs nošķiram divas eh, produktu kategorijas. Pirmkārt, definējam to tāpat kā kapitāla atbilstības tiesību aktā. Tas ir produkts, ko izmanto praktiski visi eh, investori, lielākā daļa katrā ziņā. Un tad ir jauns segments, ko atstājam tirgu inovācijai, izaugsmēji. Tam būtu jāaug, jādod jaunas finansēšanas iespējas, un eh, tur ir jāveic pētniecība, pārbaude un ieviešana tirgu. Manuprāt, tie ir labi priekšnosacījumi, lai sektās obligācijas kā finansēšanas instruments Eiropas Savienībā attīstītos, un arī labi priekšnosacījumi, lai šāda veida vērtspapīri arī no ārpus Eiropas Savienības valstīm tiktu pieņemti. Mēs līdz ar to noteiktu standartus, starptautisku standartu šim finansēšanas instrumentam. Mēs veidosim investoru uzticību ar labiem standartiem, kvalitatīviem standartiem, bet arī emitentus mēs cerams piesaistīsim tad, kad komisija e, pieņems, cerams, drīz e, ekvivalences lēmumus, lai atvērtu tirgu, nevis noslēgtu to tiem, kas arī ir interesēti izmantot šo instrumentu. Uh, Mēs, manuprāt, spēram soli pareizā virzienā, gaidu debats ar kolēģiem, sagaidu rītdienu balsojumā lielo atbalstu un kopumā ceru, ka šis instruments tiks plaši akceptēts Eiropas Savienības kapitāla tirgus savienībā. Paldies! Kiitokset esittelijälle. Ja nyt sitten kutsun komission. Paldies! Tagad komisijas vārdā Bienkovskas kundze. sektās obligācijas ir drošs veids finansējumiem. Krīžu laikos, kad citu finansējumu trūkst, dažās dalību valstīs tās ir jaunas, citur jau senas. Komisijas priekšlikums mēģina veicināt šī tirgus attīstību, ņemot vērā labāko praksi. Tā ir kapitāla tirgu savienības daļa ko mēs veidojam, tas ļautu finansēt reālo ekonomiku un netraucētu stabilajiem tirgiem. Dalību valstīs, kur tirgus nav attīstīts, šīs sektās obligācijas varētu tikt izdotas. Un tas būtu labs, drošs finansējuma veids gan maisaimniecībām, gan kompānijām. Domājam, ka ietaupījums varētu būt 1,5 miljardi eiro gadā. Laba uzraudzība ir nepieciešams definēt mūsu likumos. Divi pamati. Pirmā direktīva, kas sniedz sekto obligāciju skaidru definīciju, lai mēs varam identificēt šos aktīvus, ko varētu sekt ar šīm obligācijām. Uzraudzības sistēma un noteikumi, kā izmantot uh, marķējumu. Otrais - regula, kā dot sektajām obligācijām preferenciālo statusu bankām. Komisijas ziņojumā ir paredzēts izdot delegātu aktu, kas varētu aptvert šo jautājumu. Šādi grozījumi varētu aptvert likviditātes buferi, kas paredzēts direktīvā, un regulā. Tāpēc deklarācija no komisijas pirms rītdienas balsošanas tiks nodota parlamentā. Gribētu apsveikt parlamentu ar šo labo risinājumu, īpaši Lukas kungu, kā arī ēnu referentu. Komisijas priekšlikuma mērķis ir, pateicoties parlamenta labai sadarbībai, sasniegts Transponēšana par šiem jautājumiem varētu notikt strauji, un tas nodrošinātu, ka šis finansējuma veids var tikt lietots visās dalību valstīs, tādā veidā veicinot izaugsmi un nodarbinātību. Paldies, komisārs kundzei! Rosātī kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Šodien runai par diviem tiesību aktiem, kas veido tiesisko ietvaru sektajām obligācijām. Poļu valodā mums terminoloģiski uh, būtu jārunā par eh, banku izmantotajām sektajām obligācijām. Katrā ziņā mani priecē, ka pēc sarunām ar padomi nonācām pie laba kompromisa, vienojāmies par definīciju sektējām obligācijām, tur arī ir noteikts, kādi aktīvi var kalpot eh, šo obligāciju sekšanai. Vienlaicīgi tiek noteikts divas kategorijas - Eiropas sektās obligācijas, kas atbilst direktīvai, un tad ir tāda prēmijas e, kategorija, uz kuru vairāk attiecas regula. Direktīva savukārt ļauj dalību valstīm veidot e, tādus e, apvienotus resursus, šos pūlu, un 8% ir noteikts kā limits attiecībā uz nodrošinājumu lai panāktu, ka šie vērtspapīri būtu ļoti droši un vienlaicīgi gana interesanti investoriem. Tas būtu labs ienākuma avots bankām. Vēlos pateikties referentam Lukas kungam par lielisko sadarbību, kas mums izveidojās strādājot pie šī ziņojuma. Paldies arī Eiropas komisijai, komisārs kundzei par konstruktīvo sadarbību, un aicinu bez grozījumiem apstiprināt šo ziņojumu. Paldies! Sociāldemokrātu vārdā Santa Kungs. Jā, paldies. Šais eh, normatīvais process ir eh, veidots ar mērķi izveidot tirgu sektējām obligācijām. Uh, Mēs šeit sākām eh, šo procesu 17. gadā ar pašiniciatīvas rezolūciju, un tagad mūsu priekšā ir normatīvo aktu pakete. Tas nebija viegli, jo sektās obligācijas katrā valstī ir attīstījušās atšķirīgi. Tas ir finanšu instruments, kas ir gadsimtiem ilgi sevi pierādījis dažu valstu tirgos, nacionālajos tirgos. Bet pārobežu transakcijas arī notiek Dānijā un Vācijā, piemēram, sektās obligācijas tiek uzskatīti par svarīgiem investīciju instrumentiem, bet manā valstī, Maltā, šāds instruments vispār netiek izmantots. Kaut arī tas e, nozīmē, ka tas ir liels izaicinājums izveidot e, Eiropas mēroga regulējumu, vai tas būtu jāveido pēc principa, ka viss ir jāregulē vienoti Vai arī um, mums būtu modelis, uh, kas ļautu akceptēt uh, tos modeļus, kas tiek izmantot nacionālais tirgos. Es atbalstītu otro pieeju. Vai mums ir jāmaina pieeja tiešām tam, ko dažās valstīs pat gadsimtiem ilgi izmanto? Un uh, izveidojot Eiropas līmeņa risinājumu, ir jādomā par progresīvu konverģenci, uh, Un mūsu teksts eh, ietver daudzus elementus no ekonu komitejas ziņojuma par šo tematu un eh, risina daudzas problēmas, kas bija sociāldemokrāta grupai. Tiek veicināta harmonizācija Eiropas līmenī, veicināta investoru aizsardzība, vienlaicīgi nepieļaujot labi funkcionējušu nacionālo sistēmu sagraušanu. Es priecājos, ka šīs prioritātes atspoguļojas tekstā un iesaku parlamentam apstiprināt šo priekšlikumu, kas ir mūsu priekšā. Paldies! Tālāk ECR grupa Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cik man ir daudz atvēlēts laiks. Pusotru minūti. Paldies. Lielas paldies priekšsēdētāji Grieķijā. Un Eiropā kopumā ir ļoti daudz skepsis attiecībā uz šādu veidu obligācijām. Valsts obligācijas ir bijusi neveiksme, un pat ir aizliegta dažās uh, vietās Grieķi īpaši mazi investori, kā arī pensionāri, ir daudz investējuši Grieķu obligācijās. Bet tad bija Eirogrupas lēmums kas lēma, ka šīs valsts obligācijas zaudējuši 53% no savas vērtības. Ir Grieķi, kas ticēja valsts obligācijām, un tagad viņiem nav naudas, lai dotos uz slimnīcu vai nopirkt zāles. Lūk, šīs obligācijas uh, izgāzās, bija ārkārtīgi liela neveiksme. Uzticība ir zudusi, kā teica Luka kungs, un kāds ir minēts viņa ziņojumā. Tad uh, ziņojums un uh, tiesību akts mēģina sniegt lielākas garantijas, lai šīs obligācijas tiktu uzskatīti par drošām, lai tiktu piesaistīti investori, lai šīs obligācijas būtu kā rīks, kas uh, radītu kopēju tirgu un piesaistītu lielu skaitu investoru. Taču ir jābūt piesardzīgiem par to, kā šīs garantijas tiek uh, nodrošinātas, uh, lai mēs nesasniegtu tādu uh, stadiju, kur arī šīs obligācijas izgāžas. Paldies! Paldies! Un tagad Karolīna Naktgāls kundze Aldvārdā. No zālē tagad lūdzu Stefans Gērolds, ETP. Eh, merci, monsieur le président. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, gudētā komisāras kundze. Referenti, kungs, vispirms apsveicu referentus par to, kas ir raduši līdzsvarotu pragmatisku pieeju Par sēktajām obligācijām. Tas iekļaujas tādā loģikā, kur mērķis ir stiprināt kapitāla tirgus savienību. Ļoti svarīgi nezaudēt no skata uh, šī likuma galveno mērķi, proti šeit galvenokārt ir runa par reālās ekonomikas atbalstīšanu. Jā, mēs, protams, gribam sniegt bankām finanšu resursu, kas ilgtermiņā viņiem palīdzētu sasniegt šo mērķi. Taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par to, lai mēs pārāk uh, neatvieglotu un nevainotu šī kontrols pasākums ir jāatvieglo pieeja uzņēmumiem, finanšu tirgiem. Uh, un nevajadzētu radīt tādus riskus, eh, kas varētu apdraudēt panākums ilgtermiņā. Sarunu rezultāti tik tiešām ir izcili. Tie ļaus valstīm, kur šie tirgi vēl nepastāv, veicināt šī instrumenta īstenošanu. Instruments, kurš ir pārbaudāms, stabils arī krīzes laikā, par to runāja arī Luka kungs. Citi instrumenti, piemēram, Eiropas garantija, par to arī vēl tiks diskutēts. Šī ir pirmā reize, kad izsakos. Es vēlos pateikties visiem par lielisko sadarbību. Un lai visiem lielisks lieldienas! Thank you very much. Uh, Pani Beres, prošu. Paldies, tagad par Vēņš Beres, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godētā komisārs Kundze. Minimālā nacionālo sistēmu harmonizācija, ko izveidojas Eiropas likumdošanas kops, ir tiešām ļoti laba lieta, jo tas ļauj attīstīt ba e, liederīgu banku refinansēšanas instrumentu, tas palīdzēs padziļināt arī tirgus kapitāla tirgus. Jāceras arī, ka sēktās obligācijas. Uh, dalību valstīm strādāt ļoti sarežģītos apstākļos 2008. gadā, kad, piemēram, bija vismagākā finanšu krīze. Protams, arī tiesība aktā ņemam vērā katra tirgus specifiku, uh, sēktu obligāciju tirgu, nu, piemēram, Francijā ir iespēja arī. Um, arī šajā coverpool uh, ievietot dažādas obligācijas, tā skaitā arī aizdevumu hipotekāros. Mm, kredītus. Un te ir izveidots tāds kopējais pamats, ņemot vairāk paraugu praksi, lai jau pēc iespējas labāk varētu izmantot šo Eiropas uh, likumdošanu. Tagad finanšu uh, institūcijām ir tas, šis instruments jāizmanto, lai labāk arī varētu kapitālu piešķirt arī pārobežotajā, pat uh, laikā arī nodrošinot aizsardzību investoriem arī. Uh, emisijas kapacitāti, taiskaitā arī finanšu satricinājumu laikā. Lielas paldies! Neviens nevēlas izteikties šeit brīvajā mikrofonā. Lūdzu, komisārs kundze. Paldies par komentāriem. Tas rāda, ka ir prakša vienošanās par jaunajiem principiem investoriem gan ārpus, gan Eiropas Savienības iekšēnē būs skaidrs, ka sagatās obligācijas būs ļoti kontrolētas un uzraudzītas, izmantojot ļoti saprātīgu pieju, kas turklāt tiks caurskatīta un uzlabot sekojošajos gados. Domāju, ka šie instrumenti kļūs par arvien labāku finansēšanas veidu Eiropā nākotnē. Paldies referentam! Paldies komisārei! Un tagad vārds Lukas kungam. Jā, paldies, dāmas un kungi, kolēģi, par paldies par diskusiju, paldies visiem ēnu referentiem, it īpaši arī komisijas darbiniekiem par labo sadarbību šajā normatīvajā darbā. Svarīgākais jau tika pateikt šajās debatēs, tāpēc es vēlētos noslēgumā koncentrēties tikai uz divām piezīmēm. Pirmā, mazs komentārs, ko es vēlos izteikt par sava kolēģa Notis Marijas sacīto. Uh, Protams, vienmēr ir jānodrošina, ka obligācijas tiek vienmēr atmaksātas, un piemērs ar Grieķijas parādzīmēm e, rāda, ka tas nevienmēr notiek. Šeit mēs runājam par banku izdotām obligācijām, un tieši tādēļ, e, ka pastāv šaubas par šo jautājumu, šīs obligācijas ir sektas kopīgā kopīgā šajā pūlu veidojumā, un mm, ja Grieķijas valdībai pašai ir šaubas par savām obligācijām, viņi var izmantot šo um, instrumentu uh, un nodrošināt sekt savas obligācijas. Tas būtu liels solis uz priekšu, lai uzlabotu kredītspēju Grieķijas valdībai. Tālāk otrā piezīme manam kolēģim Alfredam Santam, kurš e, minēja to, cik svarīgi ir netraucēt jau šobrīd labi funkcionējuši tirgu šajā jomā. To mēs ņēmām vērā, bet vienlaicīgi mēs vēlējāmies iestrādāt labāko praksi, un abas divas lietas vienlaicīgi nu, nodrošināt nevar, jo ja mēs nevienu uh, tirgu netraucējam, tad mēs it kā vienlaicīgi atļaujam visas prakses, tā skaitā sliktākās, un tas nebija mērķis. Drīzāk harmonizācija bija mūsu mērķis. Tas, manuprāt, mums labi izdevās izvairīties no kļūdainās pieejas, tiešām liekot uzsvaru uz kvalitāti un citām valstīm radījām spiedienu, pie, E, pielāgoties šai situācijai, un e, tas palīdzēs sekta obligāciju attīstībai Eiropas Savienībā, un tas būs e, labs solis uz priekšu nākotnē. Paldies! Ar to mēs noslēdzam diskusijas par šo jautājumu. Balsošana paredzēta rītdien. Paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās šajās debatēs! Przechodzimy do kolejnego. Un tagad, godētie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Mm, jautājums, uz kuru jāatbild mutiski padomēji par Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesībām tiesību akta priekšlikums. Un tagad lūdzu vērts referendā. Paldies! Priekšsēdētāji, nē, šeit ne jau tik daudz jautājums par mutisko jautājumu sasaukumu. Beigās drīzāk te runa ir par politisko sūdzību, kādu vēlas paust Eiropas parlaments padomēn komisijai. Tā ir politiskā sūdzība, jo mēs uzskatām, ka šeit nav pietiekami um, godīgas uh, sadarbības, institucionālās sadarbības starp padomi, komisiju un parlamentu. Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Vispirms vēlos atkārtot uh, minēt aktu, faktus. Uh, 228. pantā Lisabonas līgumā 2009. gadā, kad tika apstiprināts līgums, Eiropas parlamentam tika piešķirta likuma pieņemšanas iniciatīva, lai varētu noteikt arī kāda ir izmeklēšanas tiesības. Jāteic, ka ir tikai Eiropas parlamenta iniciatīvas divās jomās - ir vēlēšanu likumā un uh, izveidojot izmeklēšanas komitejas. Eh, šis teksts tiks apstiprināts 2012. gadā, trīs gadus vēlāk, un toreiz referents bija Dēvids Mārtins. Tad tika uzsāktas sarunas ar komisiju un padomu, taču nekāda vienošanās netika panākt, un 2014. gadā pirmajā lasījumā tika apstiprināts šīs tiesība akcijām, bet bez komisijas un padomes piekrišanas. Tad, kad es sasaukuma sākumā 2015. gadā tika izvēlēts par referentu, tad es uzsāku sarunas ar komisiju un padomu par tiesību aktu, ko varētu apstiprināt visas trīs institūcijas. Nu, lieta ir tāda, ka te sākas man politiskās sūdzības, proti mums neizdevās panākt to, ka padomu un komisija tiekas ar parlamentu institucionālajā trialogā, ar saprātīgā politiskajā dialogā, lai vienotos par tādu tiesību aktu, kas uh, izveidotu regula, kas atrunāta Eiropas parlamenta pilnveres izmeklēšanas komiteju jomā. Um, Un tiešām par to sūdzos. Mēs uh, paudām uh, ļoti lielu atvērtību, elastību pret uh, padomu un komisiju, taču katreiz mums tika lūgts izstrādāt kādu jaunu tekstu. To arī darījām pēc deviņu mēnešu sanāksmēm ar juridiskajiem dienestiem no padomes komisijas un parlamenta. Visbeidzot, balstoties uz šo tehnisko darbu, mēs izstrādājām jaunu tekstu, saucām to par neoficiālo dokumentu, prezentējām padomē un kā vienmēr atbilde atkal bija vēstule, kur tika tiek izteikti dažādi juridiski iebildumi, dažādi satraukumi. Nu, vienmēr uh, ir bijusi tāda procesuālā atbilde ar politisko saturu, ar mērķi uh, noraidīt šīs sarunas vispār. Nu, lūk, par to arī mēs sūdzamies, par to, ka komisija un padome vienkārši nav ar mums sadarbojušies, negribēja ar mums runāt. Un uh, tiešām ir uh, Eiropas parlaments tādējādi pazemots. Lūk, To tiešām uzskatu no sirds, esmu ļoti vīlies. Četrus gadus strādāju kopā ar uh, AFCO komiteju, ar ANU referentiem, kopējā ar priekšsēdētāju uh, Hībners kundzi, lai uzsākt šīs sarunas, bet tas nebija iespējams. Un, dāmas kungi, problēma nav tikai tāda procesuāla problēma. Te nav runa par tādu politisko sūdzību, jo uh, nav notikušas sarunas. Problēma pēc būtības ir tāda, ka komisija un pārdome vispār nevar akceptēt to, ka uh, parlaments organizēja izmeklēšanu. Kā mēs veicam šīs nērtās izmeklēšanas attiecībā uz dalību valstīm, uz komisijas locekļiem, valstu citu valdību locekļiem, tā tālāk tā joprojām. Līdz ar to es uzskaitu, jā, ka jūs baidāties no tā, ka mēs izsaucam lieciniekus, komisārus, dalībvalstu pārstāvis, un tā ir tā īstā problēma. Netiek akceptēts tas, ka Eiropas parlaments īstenotu tik svarīgas pilnvērs kā izmeklēšana, un tas tiešām ir neiedomājami mūsdienu parlamentārismā 21. gadsimtā. Nu, tas nav iedomājami, ka Eiropas parlamentam tiek liektas pilnvērs, kas ir paredzētas Lisabonas līgumā, ka 21. gadsimtā, kad ir tik daudz sociāli jautājumi, ko izraisa slikta administrēšana. Uh, un e, tiesiski jautājumi, un kā parlamentam tiek liekts veikt izmeklēšanu. Mēs tieši pārstāvam tautas, lai varētu reaģēt uz sociālajiem brīdinājumiem, kas notiek par dažādiem notikumiem. Līdz ar to rītdien apstiprināsim rezolūciju. Jā, tā ir ļoti strikta, bet tā ir taisnīga ļoti kritiska rezolūcija attiecībā uz padomu un komisiju, bet, e, dāmas kungi, rezolūcija ir absolūti nepieciešama. Lūk, to es arī gribu teikt. Uh, Tādējādi mums arī mēs to nosūtīsim Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, lai viņš pēc tam vēršas samitā pie valstu valdību vadītājiem. To nodosim arī politisko grupu spicen kandidātiem, lai viņi zinātu, ka šī politiskā sūdzība un arī tad. Lai arī jaunā, nākamā prezidentūra risināt šo problēmu, jo problēma ir joprojām uz galda aktuāli, ir svarīgi to risināt, lai Eiropas parlaments varētu strādāt tā, ka pārstāv Eiropas tautas. Paldies! Dziekujem. Panu bardzo, pani. Pateicos. Un tagad Hībners kundze Afko vārdā. Uh, uh, right inquiry... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, izmeklēšanas pilnvērs ir ļoti svarīgs ierocis vis katram uh, modernajām parlamentam, lai varētu izpildvaru sākt pie atbildības. Uh, Runājot par dīzelgeitu, par tabakas skandāliem, Panamas dokumentiem, tā tālāk, tā joprojām ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu izmeklēšanas pilnvars. Hauragī kungs jau teica, padome dalībvalstis sistemātiski atsakās no diskusijas pār Eiropas parlamentu priekšlikumu saturu. Un argumenti vienmēr ir tādi, ka Eiropas parlamenta priekšlikumā netika ņemta vērā. Ne, Um, ļoti svarīgi jautājumi, bet tas nozīmē, ka ignorēja ļoti specifisku likumdošanas procesu, ko atrunā 226. pāns Eiropas Unības darbības līgumā. Tas nozīmē, ka institūcijas apmainās ar viedokļiem, meklē kompromisu, kas visām institūcijām ir pieņemams. Padomu prasīja, lai parlaments sākotnējajā priekšlikumā jau būtu tāds teksts, kas padomē būtu pieņemams. Nē. Ne tā nenotiek šī procedūra, tad kā pārdomē un komisija reaģētu, ja Eiropas parlaments vienkārši atteiktos pat diskutēt par to, kā vienoties, nu, teiksim, par daudz gadu finanšu schēmu, sakot, ka mums nepatīk komisijas priekšlikums un viss. Vēl vairāk šī attieksme nav arī sava atbilstīga arī tai godīgai sadarbībai starp institūcijām, kas mums ir jāievēro. Un te ir runa par ļoti svarīgu jautājumu par Eiropas parlamenta pilnvaru respektēšanu, institucionālo līdzsvaru. Ļoti svarīgi, lai padomu un komisija to saprastu. Gal beigās mums nav pienākums piekrist viens otram, mums ir pienākums mēģināt to darīt. Diemžēl dalība valsts nav bijuši uzdevuma augstumos. Paldies! Pateicos! Un tagad Čambas kungs padoms vadā. Kolēģi, komisārs Kunzi, mandāta beigās ir svarīgi pārunāt šo jautājumu par parlamenta pilnvarām un pārdomāt, kāda ir sadarbība. Gribu jums teikt, ka padome uzskata, ka izmeklēšanas komisijas ir ārkārtīgi svarīgs orgāns, kas ļauj veikt parlamenta kontroli Eiropā, uzturēt līgu, likumu varu un demokrātiju. Kopš 2019. Gada, 11. gada mēs esam ļoti konstruktīvi skatījuši dažādus priekšlikumus. Konstruktīvi, tiešām. Taču ir parādījušies dažādi jautājumi gan komisijā, gan uh, padomē saistībā ar līgumu 273. pantu, kas saistās ar izmeklēšanas tiesībām 276. pantā. Lai gan ir bijuši mēģinājumi samierināt visdažādākās pozīcijas tehniskajā līmenī. Ir bijušas ļoti daudz sēdes, taču progress praktiski nav bijis nepieciešamajā līmenī. Un svarīgākie jautājumi nav izšķirti. Hibners kundzei tika nosūtīta vēstule par to 25. oktobrī no Austrijas prezidentūras. Tāpēc padome atbalstīja ziņojumu sākt vēlreiz šo politisko dialektu. Dokumentā ir daži labi priekšlikumi salīdzinot ar 14. gadu, kas apmierina dažas no padomes izteiktajām norādēm un dažiem risinājumiem, ko abas puses ir piedāvājušas. Taču Šai dokumentā joprojām trūkst dažāda jautājumi, kas nekādā ziņā neapmierina padomas izteiktās bažas. Padomas nostāja nav mainījusies. Un gribu specifiski teikt, vissvarīgākie, vissarežģītākie jautājumi tātad par cilvēkiem, kas nav ierēģi dažādi savienības ierēģi kā liecinieki, juridiskās personas, kas nav piesaistāmas gadījumos, ja netiek izpildītas prasības, un tad dažādi nosacījumi sankcijām. Šeit jārunā par kriminālu likumu ar dalību valstīm kompetences šeit Eiropas Savienībā ir ļoti ierobežotas. Detaļās negribu iedziļināties, jo jūs noteikti zinat padomas iebildumus, kas bija minēti vēstulē. Prezidentūra ir gatava skaidrot savus iebildumus arī komisijai, aust Zviedrijas prezidentūras laikā ir bijuši ļoti daudz kontakti gan ar Himners kundzi, gan ar citiem. Var jums apliecināt, ka mēs esam gatavi konstruktīvam dialogam ar parlamentam, ar, lai meklētu jaunus risinājumus. Ja parlaments vēlas to darīt, pamatojieties uz progresu, kas ir panākts, mēs esam gatavi sadarboties. Paldies! Paldies! Došu vārdu komisārs kundzei. Vispirms vēlētos teikt, ka komisijas pozīcija runājot par izmeklēšanas tiesībām nav mainīsies. Parlamentam, protams, ir iespēja izteikt priekšlikumu, bet ir nepieciešams saņemt atbalstu no padomes un komisijas. Parlaments ir vairākas reizes mēģinājis izstrādāt dažādus regulējumus. Pēdējo reizi Konstitucionālo lietu komiteja pagājušā gadā pieņēma savu nostāju un nosūtīja to maijā komisijai. Komisija uzskata, ka šī ir precīzāka izstrāde un šeit ir vairāki labojumi. Piemēram, runājot par izmeklēšanas komiteju izveidi, procedūras, runājot par kontaktpunktu izmeklēšanām. Šeit ir arī atsauces uz fizisko personu datu aizsardzības regulu un vienošanos starp parlamentu un komisiju. Taču Šeit joprojām ir daudzi juridiski jautājumi, kas ir šīs diskusijas pamatā kopš 2012. gada. Sankcijas par nepildīšanu, daži izmeklēšanas veidu aspektu, kas būtu komiteju rīcībā, uh, noklausīšanās, bijušo komisāru un esošo komisāru nopratināšana, kā arī fizisko personu noklausīšanās. Jaunais nosacījums par kompensācijām gadījumā, ja kaut kas ir pārkāpts, runājot par komitejas pārstāvjiem, un visbeidzot nosacījumi, kas sniedz parlamentam pārlieku varu, runājot par komiteju darba apturēšanu. Taču par spīti šiem iebildumiem gribētu teikt, ka komisija joprojām ir gatava veidot diskusijas starp trijām pusēm, lai meklētu risinājumus joprojām nesakārtotajiem jautājumiem izmeklēšanas tiesībām nākotnē būtu jādod Eiropas parlamentam iespējas izmantot savas likumā dotās tiesības. Paldies komisārei! Politisko partiju pārstāvis Vīlants EPP, bet viņš laikam šeit nav liberāļu vārdā pagazataram teroritarīs. Paldies, priekšsēdētāji, godētājs Čambakungs. Manuprāt, jūs mūs nedzirdējāt. Mēs taču jums sacījām vairākas reizes visu šo gadu laikā. Un arī Harigī kungs teica šovakar, ka mēs runājam par to, ka nav šīs o, lielās sadarbības Sāksim jau ar uh, pamatfaktiem. Šajā Eiropas parlamentā mums nav bijusi iespēja strādāt labāk. Mēs strādājām uh, Panamas dokumentiem, dizelgaitā, arī īpašajā terorisma izmeklēšanas komitejā. Mums nav izdevies uh, to visu īstenot ļoti labi, jo es gribēju bloķēt šo iespēju Horegī kungām dēļ. Uh, jau ir ārkārtīgi liels talants uz sarunēšanu, bet, diemžēl, viņam nekas nav izdevies, bet tas ir jūsu dēļ. 25 gadus mēs strādājam ar novecojošu lēmumu. Šis vairs nav 1995. gada parlaments. Mums ir nepieciešams pilnvaras, ko jūs negribat. Jūs, protams, argumentējat to ļoti dažādi, bet jūs negribat piešķirt šīs pilnvaras parlamentam, bet jūs kļūdāties, jo mēs zaudējam uzticamību. Mums ir nepieciešams uh, veikt uh, izmeklēšanu. Tāds ir mūsu tiesības. Tas nav taisnīgi. Tas nav uh, cienīgi ka brāļu institūcijas, kādas ir komisija un padomi, sasien parlamenta rokas. Parlaments, kas pārstāv pusmiljārdu Eiropas pilsoņu, kas ir tieši ievēlu, ievēlējuši savus pārstāvus šeit parlamentā. Un tad, nu jā, šī ir viena no pilnvarām, kur, uz, kurā, uz, uz kur mums ir tiesības. Uh, Nu, nav taisnīgi, ka Haurēgī kungs ir strādājis piecus gadus, tāpat kā to ir veikusi arī Himners kundze un AFCO sekretariāts. Tas nav viss godīgi. Jūs vienkārši mums, mums deguna priekšā esat aizcirtuši durvis. Vienīgais, ko es varu teikt, ka. Kā no jūsu puses nav bijis cieņa, pateicos Haurigī kungam, un tiešām ir, bija ārkārtīgi liels gods ar jums sadarboties un pazīt vienam otru jau vairāk kā 30 gadus. Paldies! Jā, nedaudz pārsniedzēt runas laiku, bet neredzu Šolca kungu zālē. Diana Džeims, FDD lūdzu. You, well, if... Jā, paldies. Ja bija vajadzīgs pierādījums, ka Eiropas eh, parlaments ir tukšs skatloks Eiropas demokrātijai, tad, tad tagad mēs to redzam. Ja, lai demokrātija varētu būt eh, ar savu ietekmi, tad deputātiem ir jābūt tiesībām apšaubīt visu, kas ievērojami ietekmē viņu pārstāvētos pilsoņus. Uh, jo savādāk kāda tad jēga? Tas pierāda, ka parlaments ir padomei un komisijai tāda lēle tikai, ar ko spēlēties. Man tas nepatīk, bet nepārsteidz, ka komisija un padome tā rīkojas, radot šķēršļus saistībā ar caurskatāmību. Ja Eiropas Savienība brīnās, kāpēc plaukst populisms un eiroskeptisms, šeit jūs redzat atbildi. Tas ir būtisks eh, kaitējums, kas radies demokrātiskā procesā. Paldies! Pospešilkums tālāk. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já musím říct, že jsem z postoje. Paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti skumji dzirdēt komisijas un padomas nostāju, jo mūsu primārās tiesības paredz izmeklēšanas tiesības. Un, ja mums nav īstenošanas regulējuma, tad mēs nevaram savas tiesības izmantot. Mani īpaši pārsteidz nepatīkamā ziņā padomes uzvedība. Kāpēc tas nav iespējams? Es nesaprotu. Man tiešām ir skumji to dzirdēt. Un es no demokrātisku dalību valstu pārstāvjiem biju sagaidījis lielākus centienus censties izpildīt to, kas nepieciešams, lai um, Eiropas pilsoņu tiešajiem pārstāvjiem parlamentā būtu uh, likumā paredzētās tiesības. Diemžēl padome un komisija ierobežo mūsu iespējas. Ja tas notiktu kaut kur citur, es vēl to saprastu. Mēs bieži kritizējam uh, trešās valstis, kur uh, likums tiek bradāts ar kājām, bet šeit mē, mums ir tieši tāda pati problēma. Tieši šeit pie mums. Tāpēc lūdzu centieties mainīt savu viedokli, jo tas tiešām veido ļoti sliktu reputāciju mums. Paldies! Viens cilvēks pieteicies brīvā mikrofona procedūrā, Marijas Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kas ir pamatfunkcijas parlamentam? Normatīvais darbs, parlamentārā uzraudzība un izmeklēšanas komitejas. Tas ir tas, ko dara demokrātiski vēlēti parlamenti. Un šī parlamenta tiesības veikt izmeklēšanu, izveidot izmeklēšanas komiteju, ir viennozīmīgi daļa no primārās likumdošanas. Līdz ar to mums ir, ir jābūt spējai izmantot šīs eh, iespējas, šīs tiesības ja mums ir tādi skandāli kā LuxLeaks un Panamas dokumenti, Dieselgate, bet parlaments neko nedara, tad parlamenta ticamība zūd, rodas problēmas attiecībās starp parlamentu un iedzīvotājiem. Tieši tādēļ mēs vēlamies izmantot šīs tiesības un uzskatām, ka padoms nostāja neļauj to darīt. Paldies! Šolca kungs ir ieradies, un tad es viņam došu tomēr vārdu vēl pusotra minūte. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsarētāji komisārs Kundze. Vēlos uzreiz pateikt, ka esmu par to, lai mēs, kā Eiropas parlaments, iesniedz prasību Eiropas Savienības tiesā. Mums ir jāpieprasa savas tiesības. Manuprāt, es, es pat uzskatu, ka mums ir pienākums to darīt. Uh, jo mēs aizstāvam Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uz spēcīgu parlamentu, kas var īstenot savas pilnvaras. Padomas rīcība liecina, ka lielajās politiskajās partijās uh, ietekmīgi uz, spēki baidās no Eiropas parlamenta izmeklēšanas, uh, ja tiks uzklausīti atsevišķi liecinieki. Ja mūsu rokās būs sankcijas pret tiem, kas neatsaucas parlamenta uzaicinājumiem, un komisija ir atbildīga ne eh, ir, komisija ir atbildīga par eh, līgumu sargāšanu, bet šeit viņu met uz vienu roku ar padomi. Vai jums tiešām liekas, ka tas iedzīvotājiem izklausās pareizi, ja jūs nevēlaties vienkārši uzrādīt jūsu rīcībā esošos dokumentus parlamentam. Ko cilvēki domās, ja komisija baidās par to, ka viņu darbinieki būs spiesti teikt patiesību uzklausīšanā? Kas tad nāktu gaismā šajās liecībās? Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisārs kundzei. Bienkovskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies deputātiem par komentāriem, par piezīmēm. Ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, ka komisija piešķir lielu vērtību parlamenta kontrolas tiesībām un uzraudzības lomai, kur pamata mērķis ir nodrošināt to, ka Eiropas Savienības likumdošanas normu īstenošanā tiek veikta atbilstīgi. Komisija atzīst, ka iestāžu līdzinējais uh, Darbs ir paveikts labi, un neoficiālais dokuments liecina par zināmu progresu attiecībā uz vairākiem priekšlikumiem. Vienlaicīgi, kā jau es to norādīju, komisija uzskata, ka ne, nesenais pēdējais e, priekšlikums neoficiālais paredz sankcijas in, un tiesiskos līdzekļus, e, kas nav atbilstīgi. Ir nepieciešams atbilstoši instruments, kas pilnībā ievēro prerogatīvas institucionāla līmenī un dalību valstu kompetenci. Komisija ir gatava iesaistīties konstruktīvās trīspusējās sarunās, lai rastu risinājumus uz tām bažām, kas vēl pastāv. Mēs ceram, ka var sasniegt progresu par šo politiski sensitīvo, bet ļoti svarīgo dosjē. Paldies! Un noslēgumā dodu vārdu vēl Čambas kungam no padomes. conclude, I would like to... Noslēgumā es gribētu jums visiem sirsnīgi pateikties un paldies par jūsu izteiktajām nostādnēm. Es gribētu jums sacīt, ka Rumānijas prezidentūra ir joprojām gatava iesaistīties konstruktīvās diskusijās un kur vien būs iespējams panākt vienošanos ar institūci, starp institūcijām, mēs to centīsimies darīt. Uh, Tik daudz uh, diskusiju mums jau ir bijis, bet, diemžēl, ņemot vērā esošos apstākļus, ir skaidrs, ka šī Eiropas parlamenta sasaukuma laikā nebūs iespējams pie šī faila pieņemt uh, lēmumu, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka padoma vēlas uh, sadarboties ar Eiropas parlamentu arī pēc um, maija vēlēšanām mums ir skaidri noteikumi attiecībā uz Eiropas parlamenta tiesībām, eh, tiespaklēšanu un līdz ar to visi skaidri zina, kādas ir saistības un kāda ir pienākuma. Paldies uh, eh, referentu kungam par lielisku paveikto darbu. Un, uh, viņš arī ir centies darīt visu, kas ir viņa spēkos, lai uzlabotu šo dokumentu. Un, uh, jāsaka, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs fails. Paldies jums visiem! vēlreiz par, uh, par uzmanību un uh, Rumānijas prezidentu pēdējo reizi šovakar uzstājas plenārsēdē. Paldies visiem par uh, lielisko sadarbību šo trīs mēnešu laikā. Tā tik tiešām bija ir tāda godīga īsta sadarbība starp institūcijām. Liels paldies! Bija ļoti liels prieks sadarboties ar Rumānijas prezidentūru, strādāt kopā. Paldies! Un tagad debatas par šo jautājumu ir slēgts. Esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu, kuru ir uh, iesniegusi AFCO komiteja. Balsošanas notiks rītdien. I przechodzimy. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Fernandesa kunga un Gualtieri kunga ziņojums programmā Invest EU. Un vispirms es aicinu vienu no mūsu referentiem, Fernandesa kungu. Obrigado, senhora presidente. Queria saudar a comissão. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt komisiju un teikt paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī svarīgā ziņojuma par InvestEU. Paldies! Es gribētu teikt arī Roberto Gvaltieri, manam līdzreferentam un Otamāram Kārasam, jo sevišķi vēlos teikt paldies, jo viņš eh, strādāja pie investīciju plāna Eiropas Savienībai pēc 2020. Eh, gada, kas ir, kas ir kļuvusi pazīstams kā Junker plāns. Paldies arī ēnu referentiem un, protams, Eiropas parlamenta darbiniekiem, budžeta komitejas sekretariātam No 21. līdz 27. gadam mums eh, būs jauns investīcija plāns, kas savadīs kopā 14, apvienos esošos 14 finanšu instrumentus, un tas eh, nozīmēs gan vienkāršošanu, gan vienlaikus palielinās ambīcijas, un eh, tāpēc Eiropas parlaments vēlas, lai 14 finanšu instrumenti, kas tiek apvienot vienā, uh, būtu ar tikpat augstām garantijām, ar tādu pašu garantiju līmeni, un tāpēc uh, mēs uh, eh, 14, par 14,8 uh, eh, miljoniem eiro palielinam šo garantiju, lai mobilizētu 700 miljonus. Tas viss ir saist, iesaistīts daudzgadu finanšu plānā. Es gribētu arī izteikt apmierinātību par panākto provizorisko vienošanos. Šobrīd mēs gaidam vienošanos par daudzgad finanšu plānu. Šajā investīciju plānā Eiropas Savienībai ir četri galvenie logi. Viens attiecībā uz ilgtspējīgu infrastruktūru, nākamais veltīts MBU jautājumam, tālāk pētniecību un inovācijas. Uh, Un eh, visbeidzot, sociālie mērķi. Eiropas Savienībā ir jāgarantē, lai investīciju atšķirības starp valstīm un reģioniem un grūtības piekļūt finanšu tirgu, kas ir dažām valstīm, eh, vairs nepastāvētu. Un visbeidzot ir jāsamazina sarežģīti piekļūt uh, finansējumam. Šis instruments prasa, lai dalība valsts sagatavotos jaunievedumam, tādai inovācijai, proti dalību valstu mm, tā kā, nu, tā kā atbildības sfērai, kas būs tāds kā papildinājums, uh, lai palīdzētu dalību valstīm attīstīt uh, nacionālos attīstības instrumentus un risinātu kaut kādas grūtības. Dāmas un kungi, mums ir, mēs esam dzirdējuši ļoti pozitīvas atsauksmes par šo visu darbu, jo tas veicinās konkurētspēju, izaugsmu, tāpat arī uh, augstas kvalitātes darbvietu radīšanu. Tādējādi mēs arī uzlabosim šī finanšu instrumenta pārvaldību. Padomdevēju. Pateicoties padomē, mēs varēsim arī iesaistīt um, dažādus reģionus, un tas arī nostiprinās reģioniem piešķirto nozīmi, jo uh, Mēs esam pilsoņi Eiropas Savienība, tāpat laikā ir jāuzsver arī reģionu nozīme, ir jāuzlabo šī instrumenta pārvaldību, palīdzot novērst kaut kādus iespējamus interešu konfliktus. Ja kāds iegūda 75% Eiropas banku institūcijā, tad, eh, nu, tad, tad mēs to vēlamies palielināt līdz 100%. Paldies! Es neredzu otru referentu zālē. Gvaltjērī kungs šeit nav, tāpēc es došu vārdu Pienkovskas kundzei komisijas vārdā. Dārgie deputāti, šī vakara debats par eh, investīju programmu aps, apliecina, cik lielā mērā kom, par, šis parlaments ir atbalstījis eh, komisijas centienus palielināt investīcijas. Es gribētu komisijas vārdā pateikties jums par atbalstu. Tā vienošanās, ko jūs esat panākuši ar eh, padomi investīju jautājumā, ir eh, notikusi ļoti ātri un mūsu darbs ies ātri uz priekšu, un tādējādi mēs nodrošināsim, ka jau pirmajā dienā kad būs eh, jaunais daudzgad finanšu plāns stājies spēkā, mēs varēsim eh, virzīties strauji uz priekšu. Investīju arī vienkāršos eh, apvienos visus esošos finanšu instrumentus un palīdzēs attīstīties tiem sektoriem, kur ir investīcija trūkums un tas ļoti nāks par labu digitalizāciju, sociālie mājokļi, pilsētu transports. Eh, tie, tās ir tikai dažas jomas, kur šobrīd trūkst finansējumu tirgu. Investiņu garantija šādu finansējumu palīdzēs piesaistīt eh, un padarīs pieejamu sabiedrības labumu gūšanai. Uh, Tur būs arī padomdevēju centrs, ko šis parlaments ir vēlējies pastiprināt. Komisija arī ļoti augstu vērtē, ka līdzlikuma devēji ir saglabājuši priekšlikumu atvērt piekļuvu Eiropas Savienības budžeta garantijai. Eiropas Investīcija bankas strateģiskā loma šobrīd ir regulējumā uh, iestrādāt un to labāk atzīst citi spēlētāji, piemēram, starptautiskās finanšu institūcijas, piemēram, um, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas, tāpat arī mm, dažādas Nacionālās attīstības bankas iegūs iespēju piedalīties īstenošanā, un tādējādi mēs nodrošināsim, ka visas nepieciešamās ekspertu zināšanas eh, tiks eh, liktas lietā, tāpat arī geogrāfiskās izredzes palielināsies un tiks ņemts vērā reģionālās vajadzības. Šīs tā visa īstenošana pat savi, savitīs kopā dažādas spēlētājas un arī dos viņiem iespēju uzņemties atbildību un arī eh, piedalīties Eiropas Savienības investīciju programmas veidošanā. Tādējādi būs spēcīgi, eh, spēcīgas investīcijas, kas atbilst Eiropas Savienības mērķiem. Parlamentam ir bijusi ļoti nozīmīga loma šī instrumenta izstrādāšanā, pārskata atbildības stiprināšanā un E, ambīciju celšanā attiecībā uz klimata mērķu ievērošanu. Komisija uzskata, ka visi šie punkti uzlaboja investīju, jo es gribētu nobeigumā izteikt pateicību par um, referentu, ēnu referentu un visu iesaistīto, ieguldīto darbu, lai panāktu tādu pozīciju ļoti ambiciozā laika, laikā, um, vēl pirms um, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es arī gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Rumānijas prezidentūrai par eh, viņu pūliņiem. Paldies! Eh, Lielas paldies! Un tagad re, reģi, reģi komitejas vārdā Džentils kundze vārds lūdzu. Lūdzu, Šentils kundze. Paldies priekšsēdētāji. Eiropa mainās. Mēs redzam pārmaiņas un mēs virzamies prom no taupības režīma. Ja mēs paraugamies uz nodarbinātības rādītājiem pēdējo dažu gadu laikā un uh, ievērojam, ka ir virzība uz sociālo Eiropu, tad par to ir tikai jāpriecājas. Mazie un vidēji uzņēmumi gūs labumu no investīju, arī aprits ekonomika, vide, investīcijas eh, dažādās vidas politikās, apmācībā, izglītībā jaunu prasme apgūšanā, slimnīcu, veselības aprūpas nodrošināšanā. Tāpat investīju arī aizsargās eh, mm, visneaizsargātākos iedzīvotājus stāvis. Tā ir iniciatīva, kas uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti, tā skaitā reģionos, un tādējādi arī notiks cīņa pret nabadzību. Paldies, un tagad es gribētu dot vārdu Glaķērī kungam, tātad otram referentam, četras minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Man ir ārkārtīgi liels prieks prezentēt šī ilgā darba rezultātu. Mums bija ļoti intensīvas diskusijas un sarunas, bet rezultāts ir pozitīvs. Un es gribētu pateikties Fernandes kungam, līdzreferentam, ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas ir devuši savu pienesumu. Pirms pieciem gadiem mēs uzsākām šo projektu. Finanšu krīze un taupības politikas bija novedušas pie dramatiska krituma eh, valsts un privātajās investīcijās visā Eiropas Savienībā, un mūsu uzdevums bija šīs investīcijas palielināt kā priekšnosacījumu izaugsmai un jaunu darbvietu radīšanai. Pateicoties elastīgai stabilitātes un izaugsmas faktu interpretācijai un jaunām iniciatīvām, piemēram, EFSI, mums izdevās izmainīt mūsu ekonomikas politikas virzību un mūsu jaunās investīcija politikas eh, kļuva atvērtākas pret inovācijām, infrastruktūru, sociālajām precēm un, eh, klimat, un cīņu pret klimata izmaiņām. Tas ir bijis strateģisks un izšķirošs rīks. Mēs vēlamies garantēt, ka MVU saņem palīdzību. Mēs vēlamies palielināt sociāli, stiprināt sociālās infrastruktūras, um, ilgtspējīgas in infrastruktūras un mazināt šo te milzīgo plaisu nodrošināt, ka mums ir labi projekti gan uh, sociālo mājokļu ziņā, gan veselības aprūpē, gan izglītības nozarē. Mēs Vienošanās, ko mēs esam panākuši ar padomu, ir uzlabojusi komisijas tekstu. Galvenokārt mēs eh, nodrošinām, ka investīciju, ka in, investoru eh, garantijām ir eh, jābūt saistītām ar riskiem un tāpat labvēlīgāks apstākļus varētu arī uh, sniegt, lai investīcija platformas varētu stiprināt un veicināt tādus projektus, kur um, palīdzētu risināt uh, finansējumu trūkumu, kur vislielākais šāds tad trūkums, tātad, uh, lai līdzekļi tik piešķirt tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami. Un tāpat investīcija bankai šeit tiek piešķirt nozīmīga loma. Uh, Mēs arī esam piešķīruši lomu Nacionālajām attīstības bankām šajos investīciju projektos. Eh, šīs bankas varēs tiešā veidā piekļūt finansējumam un tādējā tiks nodrošināt labāka elastība un uh, elastīgāka dažādu projektu finansēšana. Tāpat tiks radīts jaunas darba, lietas, darba vietas. Tam būs tāds domino kaluņa efekts eh, dalība valsts varēs iegūt iespēju savus resursus ieguldīt kohēzijas politikās, investīju nacionālajā sadaļā, un tāpat arī varēs konkurēt ar tradicionāliem resursiem, piešķirot līdzekļus, tā kā tur nebūs tādu struktūrālu deficītu, ja mēs runājam par stabilitātes faktu. Līdz ar to šis teksts ir ārkārtīgi līdzsvarots un te vismaz 55% investīcija tiek prasītas infrastruktūras eh, sādaļai un lai eh, panāktu Parīzes eh, klimata pārmaiņām apkarošanai nospraustos mērķus. Tātad jādara, jānodrošina, lai būtu lielāka drošība, lielāka, invest, lielāka noteiktība investoriem. Tāpat ir jāgarantē, lai MFF varētu, lai no daudzgad finanšu plāna varētu šos izaicinājumus atrisināt, tad jāraugās, lai būtu spēcīgs Eiropas Savienības budžets un tas arī tiks apdrošināts. Investīju ir nepieciešama šis instruments, tas ir ļoti nepieciešams nākamajā mandātā, lai mums būtu tāda ļoti īpaša investīcija programma, lai mēs varam atbalstīt mūsu ekonomikas eh, ekoloģisko pārveidi un tāpat arī veicināt inovācijas izaugsmu un jaunu darba vietu radīšanu. Anna Karasa. Lielas paldies tālāk, Karasa kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze, mūsu referenti Fernandesa kungs un Gultieri kungs vēlos pateikties eh, viņiem par darbu, jo jo mm, mēs esam cīnījušies par šo investīciju, par investīcijām. Mobilizēt investīcijas tas nav sprints, to varētu drīzāk salīdzināt ar maratonu. Mēs esam šajā sasākumā sākuši strādāt ar Junkera plānu. Tad mums bija dažāda veida uzlabojumi, un esam pagarinājuši līdz 2020. gadam, un tad esam sākuši strādāt kopā ar kaimiņu valstīm, ar Āfriku un citām valstīm Un tagad ir InvestEU iniciatīva. 1200 miljārdi eiro ienāk šādā veidā. De, uh, 9400 mazu vidē uzņēmumu saņem atbalstu un uh, 400 miljārdi eiro līdz šim ir mobilizēti. Un 1,4 miljoni jaunu darba vietu ir radīti. Mēs esam runājuši par efektīvu risinājumu un birokrātijas mazināšanu, un tas saistīts arī ar 14 jauniem finanšu instrumentiem, kas kopā ir salikti zem viena jumta. Un mēs runājam arī par to, ka ir nepieciešams klimata un vides mērķus uh, investēt un nodrošināt ar investīcijām, un tas ir darāms ar investīcijām infrastruktūrā un citām investīcijām. Mēs vēlamies atbalstīt atsevišķi mazus projektus. Mēs veicinām Eiropas Savienības garantiju izsniegšanu lokāliem projektiem. Mēs vēlamies panākt arī caurskatāmību un politiski neatkarīgu uh, lēmuma pieņemšanu. InvestEU tas nav galīgais projekts, bet tā ir iespēja privātām un uh, publiskām institūcijām nodrošināt papildu investīcijas, lai Eiropas Savienība varētu augt. Mēs tiešām ceram, ka mēs nākotnē tā arī rīkosimies. Lielas paldies jums! Un tagad aicinu Glanets Maram, kungu sociālistu un demokrātu vārdā. Lūdzu! Priekšsēdētāja komisāras kundze, godēmie kolēģi, Es gribētu pateikties referenta kungam, kungiem. Tā ir daļai vēlē vienošanās un arī tāda provizoriska vienošanās par programmu InvestES. Tas ir arī saistīts ar mūsu daudzgadu finanšu schēmu satvaru. Un tas ir arī parlamenta darbs, kas norāda, ka mūsu sadarbību ar citām institūcijām mēs gribam palielināt. Uh, gan investīcijas, gan eh, darba vietas. Mēs gribam arī veicināt arī ilgspējīgu attīstību, un to mēs gribam sākt no 21. gada janvāra. Mēs gribam atbalstīt gan vietējos eh, projektus, gan arī projektus ar eh, digitālo ievirzi. Visas šīs iniciatīvas ir ļoti svarīgas, un turklāt jāatzīmē arī garantijas schēmas, uh, kas ir ētiska pēc sava rakstura ieviešanu un nodrošina arī ilgspējīgu investiešanu, un tas ir ļoti svarīgi. Turklāt jāatzīmē, ka šeit ir nodrošināta lieliska sadarbības ar Eiropas komisiju un dažādām bankām, izskatot Nacionālās bankas. Mēs arī ņemam vērā klimata mērķus, ANO dokumentus un arī klimata vienošanos, kas sasniegta Parīzē. Un šeit es gribētu atzīmēt arī Fernandesa kunga darbu, nu, un viņš atzīmēja, ka ir nepieciešams investēt arī sociālo jautājumu risināšanā, kā arī kompetences stiprināšanā. Turklāt ir jāatbalsta arī radošums. Es um, uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, turklāt ir nepieciešams uh, ir um, arī saistīt kultūras uh, programmas ar investīcijām publiskajā nozarē. Uh, Um, tas um, ir ļoti svarīgi, un Eiropā ir jāpagriežas pret uh, vīriešiem un sievietēm, kas uh, veido Eiropas vēsturi, kas ir kultūras cilvēki. Un šeit uh, ne tikai vienkārši finansēšanas instruments, par ko mēs runājam, te ir runa arī par konkrētiem plāniem, un kur, ļa, kur ļaus mums iesaistīties visplašākajā. Ja, ziņā sabiedrības norisēs arī klimata mērķu sasniegšanā. Mums ir jāskatās uz priekšu, mums ir jāveido tāda Eiropa, kas um, skatās mūsu pilsoņu virzienā, noteikti jau tur augsta ambīcija latiņa. Liels paldies! Paketa kungs no EKR. Paldies, kolēģi! Ar programmu Invest EU Eiropa spēs investēt eh, ilgspējīgos projektos. 40 miljārdi eiro Eiropas eh, garantiju veidā. Tās nav subsīdijas, bet tās ir garantijas. Tas nozīmē, ka līdz ar šādu soli mēs varēsim piesaistīt ļoti daudz investīcijas dažādām nozerēm. Mēs sniegsim atbalstu Eiropas uzņēmumiem. Šie uzņēmumi varēs attīstīt inovatīvus projektus. Uh, Un eh, līdz ar to mēs arī mazināsim savu atkarību no ārējiem mm, donoriem. Visi eksistējušie mehānismi ir apkopoti šajā mehānismā. Es uzskatu, ka šāda pieeja ir lieliska, viss ir vienkāršots. Eh, tiek iesaistīts arī Nacionālās promocija bankas, tās varēs mm, uzņemties lielāku lomu. Arī mūsu valsts bankas varēs uzņemties vadošāku lomu. Uh, investīcijās, un rezultāts uh, arī būs, manuprāt, lielisks. Mēs varēsim arī, arī vērst visu situāciju labā virzienā. Šī ir pēdējā plenāra, plenāra sēde, un ar šo dokumentu mēs varam pielikt lielisku punktu mūsu darbam. Paldies! Tālāk Aldi grupas vārda Viernik kundze, priekšsēdētāji komisāru kundze, kolēģi. FC, tagad InvestEU programma. Šī instruments spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Mēs ejam ļoti svarīgā virzienā. Viena no mācībām, ko esam guvuši no 2008. gada krīzes, ir mācība, ka stabilitāti nodrošina investīcijas. 620 miljoni papildu investīcijas konkrētām programmām. Tas ir uh, apliecinājums, ka mēs attīstīsim programmas, kas ir saistītas ar inovācijām, ar digitalizāciju, un šādas investīcijas, šādas programmas arī nodrošinās uh, to, ka Eiropas Savienība tuvākajos uh, gadu desmitos uh, kļūs par ļoti pievilcīgu investīcijām vīdi. Un šeit varēs piesaistīt investīcijas, varēs radīt daudzas jaunas darba vietas. Tāpēc mums pietrūk investīcijas, ir noteikti jāsat šī plaisa. Paldies goja grupas vārdā. Papa Dimulis kungs. Paldies priekšsēdētājai. Es gribētu pateikties abiem referentiem. Šis teksts eh, ir labāks teksts, salīdzinot ar komisijas sākotnējo tekstu, tomēr tas nav pilnīgs, nav ideāls. Mums ir nepieciešams vairāk investīcijas, mums ir nepieciešams investēt uh, globāli ir jāatbalsta svarīgas nozeres. Vēl šis darbs nav pabeigts, jo jaungad, jaunām finanšu schēma vēl nav apstiprināta. Ir komisijas priekšlikums, tomēr parlaments uzskata, ka finansējums būtu jāpalielina vēl vairāk. Es esmu ēnu referents no goja grupas. Uh, Mēs arī iesniedzām savus grozījumus, lai uzlabotu mm, komisijas sākotnējo priekšlikumu. Mēs gribam mazināt birokrātiju, mēs gribam nodrošināt labāku geogrāfisko pārklājumu, vairāk iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus arī uzskatām, ka attīstības bankām ir jāņem aktīvāka loma. Un ar investīcijām tādā veidā mēs varēsim cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es uzskatu, ka ir nepieciešami ambiciozi priekšlikumi, ambiciozāki ir nekā līdz šim, un tāpēc uh, domāju, ka mēs nāksim lē vēl ar jauniem citiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Uh, tālāk no zaļo grupas Solēkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Mums uh, programma InvestEU Vispirms ir tāds instruments, kas palīdzēs mums panākt ilgspējīgas ekonomikas mērķus, un tādā ziņā mēs atbalstam šo lielāko finansējumu, kas ir um, paredzēts klimata mērķu sasniegšanai, lai būtu ilgspējīgākā infrastruktūra un tiktu izpildīti mūsu klimata projekti. Mēs uh, esam gatavi strādāt šādā virzienā. Mēs uh, sagaidām, ka investīju e arī būs programma ar ilgspējīgu skatījumu un uh, šādā ziņā Mēs parlamentā esam runājuši, ka investīcijas eh, oglēs un gāzes infrastruktūras stiprināšanā tas neliecina par ilgspējīgu pieeju. Un mēs atbalstam, ka finanšu sektoram arī būtu jāpiedalās šādos projektos, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu pāriet uz zaļāku ekonomiku. Eh, tomēr mēs esam pret aizsardzības projektu finansēšanu no šī fonda. Uh, Un mēs uzskatām, ka vairāk jāpievērš sociālo vides problēmu risināšanai. Tās ir lietas, kas ir aktuāls, kur mums ir jāstrādā. Atgriežoties pie pozitīvām lietām, es atbalstu gan Nacionālo, gan Reģionālo banku lielāku iesaisti. Uzskatu, ka tas ir ļoti e, svarīgi, lai izmantotu mēs vietējās zināšanas un uh, veicinātu investēšanu. Un visbeidzot, esmu pateicīgs referentiem par lielisko darbu. Paldies! Paldies! Tālāk Arno kungs. Divas minūtes no FDD grupas. Paldies, priekšsētāji. Es, šī ir pēdējā reize, kad runāju Eiropas parlamentā. Es mm, nevēlos vēlreiz šeit balotēties. Un mm, mēs. Uh, Es tiku ievēlēts 2014. gadā, es eh, centos eh, strādāt eh, līdz mandāta beigām. 2015. gadā mm, es turpināju strādāt, 2016. gadā tika balsots par Brexitu, mm, tālāk 2017. gadā bija vispārējās vēlēšanas, un sanāk tā, ka četras reizes Britu iedzīvotāji balsoja un skaidri pauda savu viedokli. Es gribētu tagad pateikt, ka trīs gadus pēc pēdējā referenduma mēs eh, tagad diskutējam par kārtējo projektu. Mēs atkal runājam par to, ka tiks tērēti 40 miljardi vai 40 miljoni eh, nodokļu maksātāju naudas. Un joprojām diskutējot par šo programmu, mēs nesaprotam, mēs nezinām, vai apvienotā karaliste arī piedalīsies šajā daudzgadu finanšu schēmā, vai apvienotā karaliste arī būs daļa no nākamā septiņu gadu plāna. Mēs neko nevaram garantēt. Dažādi datumi figurē 31. oktobrs, 12. aprīls un tad jūnijas, e, un godīgi e, sakot, te man jāvaino ir Britu valdība. E, ļoti ceru, ka situācija nokārtosies pēc vēlēšana. Britu iedzīvotāji jau četras reizes ir pauduši savu attieksmi pret Eiropas Savienību. Diez vai vajadzētu gaidīt vēl piekto izpausmes reizi. Es gribu tomēr pateikt, ka drīzumā šī izrāda beigsies un pēdējais priekškars kritīs. Mums ir jāatzīst, ka mēs nerīkojamies pēc saviem ieskatiem, mēs rīkojamies tā, kā gribēja mūsu vēlētāji, un arī nākotnē visiem politiķiem vajadzētu iet pa šo ceļu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad aicinu Maletiču kungu. Maletiču skundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi. Vēlos sirsnīgi pateikties Fernandesa kungam un Gotieri kungam par ļoti labu ziņojumu, kas ir saistīts ar būtiskākajiem investīju programmas īstenošanu, īstenošanas aspektiem. Kā komisārs ir teicis, ir tiešām labs sākums nākotnes sarunām, kas būs ļoti svarīgas nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Šī ir trešā reize, kad mēs šeit runājam par programmu Investīju. Tas ir ļoti svarīgi. Ne jau tikai izveidot šo programmu, bet pēc tam arī īstenot šo programmu dalību valstīs. Un it sevišķi, runājot par šīs programmas redzamību, ir jāfinansē tādi projekti, kas nevar saņemt finansējumu no komerciestādēm. iestādēm un arī ne no kohēzijas politikas. Mēs šeit varam investēt in innovatīvos produktos, jaunu uzņēmumos, kuriem ir nepieciešams panākt uh, patiesu izaugsmu, vai arī varam palīdzēt uzņēmumiem, kuriem ir uh, īstas problēmas un kubu, kuram būtu nepieciešams izmantot šo potenciālu. Tātad vēlreiz mēs investējam projektos, kas ir labi, uh, bet nevar saņemt komerciālo a, aizdevumu. Būtiski pievērst uzmanību arī geogrāfiskajam sadalījumam. Daudzos gadījumos atbalsts tika sniegts tām valstīm, kurās jau ir panākta laba attīstība. Tagad varam palīdzēt arī mazāk attīstītām valstīm. Tagad lūdzu Beres kundze pusotru minūtu. Priekšsēdētāji komisārs kundze, šī teksta pieņemšana, kā arī šīs uh, programmas izveide uh, norāda uz uh, komisijas iesaisti un sadarbību, realizējot Junkera plānu Tas ir 2015. gada eh, plāns, kas tika atjaunots 2017. gadā. Arī mēs no sociāla grupas mēs eh, sadarbojamies. Šeit ir eh, jāņem vērā arī daudz gadu mm, finanšu schēma līdz 2027. gadam. Ir panākta vienošanās, ko mēs apsveicam um, mēs uzskatām, ka šeit ir jāatbalsta šis strateģiskais veidojums. Mēs atbalstam arī Nacionālo banku iesaisti, attīstības banku iesaisti, un šeit ir ievērots arī parlamenta rekomendācijas. Mēs fokusēsimies uz galvenajām svarīgākajām investīcijām ar ekoloģisku ievirzi, par to stāstīja arī referents. Uh, Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt investīcijas ilgspējīgā attīstībā, sociālās jautājumus. Mēs gribam veicināt arī radošo pusi, kultūras aspekts. Jautājums ir par to, kā novērtēt šos, šīs te investīcijas um, Un uh, šeit ir jāņem vērā arī uh, šī 40% investīciju, kas no daudzgadu finanšu schēmas ir paredzēts, lai veicinātu um, ar vidi saistīts plāns. Mums uh, ir jādomā par pārvaldības jautājumiem. Nevienmēr tas ir optimāli, un šo jautājumu ir jāvirza ņemot vērā parlamenta iesaisti. Tagad lūdzu Mecas kundze, vienu minūtu. Investiju pārsvarā fokusējas uz maziem un vidējiem uzņēmiem, un um, tomēr jāatzīmē, ka mums ir jācenšas garantēt labāk um, mērķu izpildi, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām. Šeit es gribētu atzīmēt šo konsultatīvo centru darbību uh, un klimatu mm, aspekta pārbaudi attiecībā uz mm, visiem projektiem šeit ir jāatzīmē kā pozitīvi ievirzi. Bet, diemžēl, tomēr ir mm, iespējams vēl izmantot šo finansējumu no investīju arī aizsardzības projektos, neņemot vērā klimata mērķus. Uh, Piemēram, ir runa par to, ka tiks veikts investīcijas lidostās vai arī lielās infrastruktūrās. Un tomēr ir ļoti nožēlojami atzīmēt, ka Eiropas Savienība plāno atbalstīt tāds plāns, kas ir pretrunā ar planētas attīstības vajadzībām. Viena pusotra minūte paspašēla kungam lūdzu. Děkuji pěkně. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju uzstāties. Mani kolēģi jau ir daudz teikuši, ka šis uh, ziņojums par programmu InvestEU palīdzēs šo programmu izmantot ļoti efektīvi, un uh, mēs šeit runājam par vajadzīgo motivāciju un ekonomikas stimulēšanu. Ir ļoti svarīgi koncentrēties uz tādām jomām, uh, kur finanšu finans, eh, eka, finansējums, banku finansējums nav pieejams. Jā, palīdz tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, jautājumos, kas ir saistīti ar vides uzlabošanu, ar klimatu pārmaiņu apkarošanu, arī jāpalīdz pētniecībā. Manuprāt, nākotnē šādi projekti varēs veicināt Eiropas Savienības eh, ekonomikas izaugsmu pateicoties multiplikācijas efektam, jo mēs varētu šo efektu izmantot, lai varētu garantēt privātos aizdevumus. Esmu ļoti gandarīts, ka FC ir tagad nākamais uh, līmenis un ka mēs varēsim mācīties no tā, kas ir bijis, un varēsim nākamajā finanšu periodā no 2020. līdz 2027. gadam Uh, investēt un veicināt Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi. Nākotnes projektiem noteikti ir jābūt labākiem, un es ceru, ka nākamais Eiropas parlamenta sasaukums varēs šo programmu pabeigt un attiecīgi uzsākt šīs programmas īstenošanu. Lielas paldies, tik lūdzu, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Pieci gadi pagājuši no tā brīža, kad sociālisti ir nākuši uh, klajā ar savu platformu, Un mūsu platformā mēs esam tieši teikuši, ka ir svarīgi pārtraukt taupības programmas un jāpalīdz attīstīties. Tā, lai mēs varētu pārvarēt krīzi, mēs esam to panākoši. Protams, paldies komisijai par sniegto atbalstu un paldies arī visām citām politiskajām grupām, kas piedalījās arī Junkera plānā, jo mērķis, protams, bija apkarot krīzi. Manuprāt, ir svarīgi saskatīt, cik svarīgs solis tagad tiek sperts. Uh, lai varētu izveidot pastāvīgu instrumentu investīju programmu. Un tad mēs varēsim nodrošināt stabilas investīcijas visā Eiropas Savienībā nākotnē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, savādāk mēs varētu saskarties ar stagnācijas risku. Bet atceramies, ka Junkera plāns bija preciklisks, tā lai varētu cīnīties pret recesiju, un tagad mums ir nepieciešama arī precikliska politika. Lielas paldies tagad pusotru minūtu Buda kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties mūsu diviem referentiem. Varētu teikt, ka šī ir viena no būtiskākajām Eiropas Savienības politikām. Tā ir iespēja mobilizēt arī privātās investīcijas. Varēs arī uzlabot investīciju klimatu un rezultāts būs ļoti skaidrs, būs labāki dzīves apstākļi, mūsu iedzīvotājiem būs labāka ekonomiskā un sociālā konverģence, digitalizācija attīstīties un resursi tiks izmantoti atbildīgā veidā. Šobrīd investīcijas bieži vien koncentrējas tikai atsevišķās dalību valstīs, un tāpēc nākotnē izvēloties projektus, ko finansēs investīju programma, būtu nepieciešams pieturēties pie laba geogrāfiskā sadalījuma, tā lai būtu mazākas plāsas starp reģioniem. Maziem vidiem uzņēmumiem ir ļoti būtiska loma Eiropas Savienības ekonomikā, taču tad, kad šie uzņēmumi mēģina saņemt atbalstu, tad bieži vien finansējumu ļoti grūti iegūt. Tāpēc ir jāmazina birokrātija Eiropas un nacionālā līmenī un jānodrošina finansējuma pieejamība. Ir svarīgi, lai vietējie projekti kļūtu daudz uh, pievilcīgākie sevišķi, ja tie uh, plāno izmantot vietējos resursus un nakt klajā ar vietējiem risinājumiem. Svarīgi, lai finansējums radošajiem projektiem, piesārņojumu samazināšanai līdzīgiem projektiem būtu brīvi pieejams. Paldies jums liels, un tagad Rībiga kungs, jums pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Karasa kungs teica, ka mums ir nepieciešams atbalstīt mazus un vidējos uzņēmumus. Tas ir strateģiskais lēmums, ja mēs vēlamies panākt labklājību. Es jau arī gandrīz 25 gadus skatos uz situācijas attīstību, un es atceros, kāda bija daudzgadu programma no 2001. līdz 2005. gadam, un tolaik mums bija daži miljoni, tālāk bija CIP programma, sākot ar 2007. Tā, līdz 2013. gadam, tad mums bija nākamā programma, mm, tur jau bija divi miljārdi. Uh, Un tad mums bija CoSME programma. Tur bija aptuveni 3 miljārdi, miljārdi, un tagad nākamais ir FC. E. Tie ir 5 miljārdi, un nu jau ir 100. E, mēs varam redzēt, ka mazo un vidēju uzņēmumu atbalsts tiek tagad ļoti nopietni uztverts. Un ļoti pozitīvi arī, ka uh, ir paredzēts liels apjoms uh, lai varētu veicināt klimata pārmaiņu apkarošanas eh, investīcijas. Eiropas Savienība šādā veidā varēs veicināt ekonomiku un arī attiecīgi karot eh, pret, eh, ekonom, pret klimata pārmaiņām. Paldies arī Bienkovskas kundzei, jo es zinu, ka nav viegli pārstāvēt mazās un vidējos uzņēmumus un tiešām novēlu veiksmi virzot šo dokumentu uz priekšu. Lielas paldies un tagad mums ir brīvais Mikrofons viens cilvēks ir pieteicies, Anna Marijas kungs. Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Programma InvestEU teorētiski varētu panākt labus panākumus. Var radīt jaunas darba vietas, uzlabot cilvēku apmācības iespējas. Un, lai to visu panāktu, mums ir nepieciešams mācīties no kļūdām, kas tika pieļauts Junkara plānā. Jo cevišķi Grieķijā vairākas kļūdas tika pieļautas. Lielākā daļa atvēlēto līdzekļu nonāca lielu starptautisku uzņēmumu rokās. Šie, piemēram, Fraport kuram bija pienākums investēt Grieķijā saskaņā ar uh, plānu, ko piedāvāja Trojka, un pēkšņi šis Vācijas uzņēmums saņem no, 200, saņem no Eiropas investīcija bankas 280 miljonus, bet tad viņi vienkārši pārņem savā varā Grieķijas lidostas. Tā nav investīcija, kas veicina uh, vietējo izaugsmi, tā vienkārši privatizācija, ko ir apmaksājusi Eiropas Savienība. Mums ir svarīgi atbalstīt mazus un vidējos uzņēmumus un darīt to ļoti konkrēti. Lielas paldies, un tagad es aicinu uh, komisijas vārdā komisāru Bienkovsku. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti! Lielas paldies par šo diskusiju! Par, paldies par jūsu pozitīviem komentāriem par šo programmu. Uh, būtiskākais secinājums, ko es šeit saskatu, ir tas, ka ir tiešām liels atbalsts programmai investīju, bet es esmu piefiksējusi arī to, ka jūs ļoti daudz ko sagaidāt no šīs programmas un ka jums ir arī savi ieteikumi programmas attīstībai. Varu teikt, ka es visus šos aspektus noteikti pierakstīšu un komisija nodošu un vēlreiz paldies par atbalstu uh, ko jūs esat snieguši referentiem, ēnu referentiem. Paldies jums visiem! Lielas paldies komisāras kundze! Un tad nobeigumā aicinu izteikties Fernandes Jose Manuel kungu, mūsu referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Publiskā sektora investīcijas ir ārkārtīgi svarīgas. Arī privāta sektora investīcijas ir nepieciešams, lai varētu uh, patiesi veicināt ekonomiku. Mēs varam veicināt uh, jaunu uzņēmumu dibināšanu un attīstību, varam kļūt konkurētspējīgāki. Visi šie mērķi ir ļoti pozitīvi, jo labklājības līmenis celsies gan uh, publiskajā, gan arī privātajā sektorā būs labāks atalgojums. Svarīgi, lai arī dalību valstis spēlē savu lomu, bet, piemēram, diemžēl manā valstī Portugālē esošajā investīcija plānā, ja cevišķi ministrs Pedro Markes nav atvēlējis nevienu eiro, kas būtu pieejams investīcijām, lai varētu investēt. Bet uh, eh, programma InvestEU būtu izmantojama tā, lai varētu veicināt privātā un publiskā sektora finansējumu piesaistīšanu. Visiem ir jāspēlē sava loma, un Eiropas Savienība tagad piedāvā ļoti lielu finansējumu. Mēs vēlamies, lai būtu arī labs geogrāfiskais sadalījums, lai mēs arī veicinātu tā saucamā uh, Eh, tā saucamās rekomendējošās padomes eh, iesaistīšanu, bet ir svarīgi, lai būtu arī tādas nacionālās platformas, nacionālie centri, kas var atbalstīt investoru. Te pašā laikā var veidot arī reģionālos centrus, kas atkal var palīdzēt personām, kas vēlas kaut ko darīt, vēlas kaut ko uzsākt. Un tas nozīmē, ka investīju attiecīgi uh, varēs labi darboties, mums būs labākas uh, darba vietas, mums būs labāka izaugsme, un Eiropa būs konkurētspējīgāka un arī iekļaujošāka. Lielas paldies! Ar to šī diskusija ir pabeigta. Paldies! Esmu novadījis pēdējo diskusiju šajā sasaukumā. Balsošana ir paredzēta rīt, un nākamā sēde ir paredzēta rīt, ceturtdien, 18. aprīlī un sāksies 8.30 līdz 14.00. Darba kārtība ir publicēta un tā ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Ā, Rībeka kungs, jūs gribētu izteikties, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, vēlos jums pateikties. Visu deputātu vārdā jūs tiešām lieliski vadījāt sēdes un novēlu jums to labāko. Paldies! Liels paldies! Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim arī citos apstākļos tikties, tad, kad uh, mēs jau būsim privātpersonas un varbūt arī tiksimies, lai parunātu par situāciju mūsu valstīs. Lielas paldies!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 Vakardienas sanāksmes protokols un uh, pieņemtie dokumenti ir jūsu rīcībā. Ja jums ir kādi komentāri, tad lūdzu. Komentāru nav, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Un mēs esam nonākuši pie pirmā darba kārtības punkta šajā pēcpusdienā. Roberts Mecāls ziņojums Eiropas robeža un karasta apsārdze. Dod vārdu Mecāls kundzei. Lūdzu, referents kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad man piešķīra rakstīt šo ziņojumu, neviens nedomāja, ka mēs visi kopā varēsim mazākā sešu mēnešu laikā pabeigt darbu pie šī priekšlikuma. Tas bija diezgan intensīvs, diezgan ilgu laiku prasīja apspriest tehniskās detaļas šajā likumā, bet pateicoties visu kolēģu uh, nēnu referentu, Eiropas komisijas un dalību valstu iesaistītajām personām, mēs vienojāmies par jaunu sistēmu, par kur mēs visi varam būt lepni. Sarunu gaitā mēs paturējām prātā, ka ir nepieciešams būt taisnīgiem attiecībā pret tiem, kam nepieciešama aizsardzība, jābūt stingriem pret tiem, kam nekas nepienāks, un jābūt ārkārtīgi stingriem pret tiem, kas uh, ļaunprātīgi izmanto šo sistēmu. Šodien mēs balsosim, lai šo likumu apstiprinātu un pretēji gaidītajam mēs eh, pārvarēsim visas problēmas, lai varētu nodrošināt labāku nākotni notiecīgas garantijas. Šie ir tie skaitļi, kas ir nepieciešami, lai mēs varam garantēt eh, drošas robežas, lai mēs varam cīnīties pret noziedzību un lai mēs varētu raudzīties, ka to cilvēku tiesības, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, tiek ievērotas un ņemtas vērā. Mums ir jāraukās lai ja, dalība valstu ārējās robežas ir drošas un lai dalība valsts īstenot savu atbildību, tas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai ja, eh, cīnītos pret migrācijas krīzi. Šis likums nav vienīgais risinājums, kas šajā jomā ir nepieciešams, bet tas ir ļoti būtisks, lai mēs varētu sadarboties ar pārējiem. Ja būs līdzīga krīze kā 2015. gadā, tad tās dalība valstis uh, kas atrodas pie ārējām robežām, piemēram, Malta, lai to rīcībā būtu papildus personāls, eh, lai viņi varētu tikt ar šo situāciju galā. Regulējums, eh, par ko esam veduši sarunas pagājušajā mēnesī, nebija tikai par šiem desmit tūkstošu cilvēkiem. Tas nozīmē arī to, ka mēs varam palielināt atgriezt to cilvēku efektivitāti attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas nevar pretendēt uz patvērumu. Līdz ar to mums būs lielāka iespēja palīdzēt dalībvalstīm šajā jautājumā, piemēram, lai identificētu šos te nelikmīgos migrantus un uh, tāpat arī, lai saņemtu palīdzību ceļošanas dokumentu saņemšanā un tāpat arī cita veida palīdzību. Es esmu lepna, ka mums ir izdevies radīt jaunu lomu aģentūrā aizstāvēt pamatiesības, tā lai ik viena cilvēka tiesības tiktu ievērotas. Mūsu mērķis ir uh, panākt jaunu aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas vērtībām, kas mums ir tik ārkārtīgi svarīgas, pat šādos uh, jutīgos jautājumos. Un tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienībā ir jāaizstāv pamatiesības, ir tīpaši tad, kad tās ir visvairāk apdraudētas. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Āframopuls kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā man izdevās izrunāt jūsu vārdu ļoti labi. Tā bija man pirma, pirmais mēģinājums, bet ļoti labi jums sanāca. Labi, kolēģi, es neslēpšu jums to, ka es uzskatu Eiropas robežas ar, un uh, robežu un krasts apsērdes par, tādiem, par tādu ļoti svarīgu, vienu no svarīgākajām komponentēm. Ir nepieciešams ne tikai radīt, bet arī pastiprināt Eiropas robežu un krasta apsardz rekordu lielā ātrumā. Uh, ar kopējiem spēkiem un pūliņiem. Ļoti labi apzinoties, cik eh, sarežģītas eh, ir likumdošanas procedūras, mēs visi esam viensprāts, ka tas tik tiešām ir sasniegums. Es gribētu izteikt milzīgu pateicību mūsu referentei, Mecāls kundzei, tāpat arī visiem ēnu referentiem un Rumānijas prezidentūrai par to, ka viņi ir uh, atraduši tādu ļoti līdzsvarotu kompromisu šajā priekšlikumā. Šī vienošanās vēlreiz apliecina to, ka tad, kad mēs strādājam kopā, mēs varam panākt reāls rezultāts un parādīt mūsu pilsoņiem, ka Eiropas Savienība vēlas un spēj rīkoties. Tad, kad krīze 2015. gada vasarā uh, vismagāk skāra Eiropu, kā jūs atceraties. Eiropa tika nebija sagatavotas šādam, šādai situācijai. Caur mūsu austrumu un dienvidu robežām, caur vidusjūru ieplūda milzīgi daudz cilvēku, un mēs sapratām, ka mums ir jārīkojas. Nebija konsolidēts Eiropas uh, robežu kontrolas aģentūras, nebija robežu sargi, kas darbotos vienot Eiropas Savienības līmenī. Eiropas patvērumu meklēšanas sistēma izrādījās nepiemērota mērķiem. Mūsu informācijas sistēmas eh, savā starpā nebija savienotas un mūsu pieeja sadarbībai ar trešajām valstīm bija fragmentāra. Mēs bijām spiesti pieņemt eh, nekavējošus un eh, ilgtermiņu lēmums un eh, paralēli strādāt visās frontēs vienlaicīgi. Tagad, četrus gadus vēlāk, ik viens, kas eh, cenšas eh, nelikumīgi šķērsot mūsu ārējās robežas, tiek um, identificēts, tiek ņemta pirksta no, no, nospiedumi un šis cilvēks tiek pārbaudīts. Mums ir strādājoša Eiropas robežu un krasts apsardzes eh, aģentūra ir eh, pastiprinātas eh, robežu un drošības informācijas sistēmas, kas kļūst aizvien progresīvākas. Ar jauno regulējumu, par ko mēs šodien debatējam, mēs spēsim panākt vairāk. Viens no tā galvenajiem elementiem ir Eiropas robežu un krasta apsardzes Eh, korpus, kas, eh, pastāvīgais korpus, kas, eh, kurā būs 10 tūkstoši operatīvo darbinieku līdz 2027. gadam. Taču mēs varēsim redzēt, ka pirmie spēki tiek izvietoti jau 2021. gada 1. janvārī. Vēl viens būtisks elements šajā priekšlikumā un kas arī būs ļoti būtisks izmaiņas, ir tādas, ka aģentūras darbiniekiem būs arī izpildvaras. Un tas nozīmē, ka viņi veiks robežu pārvaldības un atgriešanas pienākums savā kompetencijā. Protams, kompetentās iestādes uzņemošajā dalību valstī joprojām būs atbildīgas, un tām būs arī uzraudzība un pāraudzība par uh, robežsardz aktivitātēm, kas notiek viņu teritorijā un par robežas apsardzi. Taču uh, vēl jāpiemina tādas, tādu uzdevumu kā iespēja dalībvalstīm pārbaudīt identitātes dokumentus, um, atļaut vai uh, liekt uh, robežu šķērsošanas punktu šķērsošanu, apturēt eh, ceļošanas dokumentus, patrulēt uz robežām un aizturēt cilvēkus, kas ir eh, nelikumīgi šķērsojuši robežu un eh, palīdzēt, lai īstenotu atgriešanas procedūras. Tīpaši sagatavojot atgriešanās lēmumus un eskortējot šos cilvēkus. Un tāpat arī jāpiemina piespiedu uh, atpakaļ atgriešana. Pastāvīgā korpusa operatīvie darbinieki arī tiks apmācīti, lai nodrošinātu augstāko profesionālo standartu ievērošanu un īstenošanu un uh, lai būtu arī atbilstoši kvalitatīva, operatīvā kvalitāte nodrošināta. Uh, Tādējādi aģentūra varēs labāk un aktīvāk atbalstīt dalību valsts atpakaļ atgriešanas jautājumos, lai uzlabotu Eiropas Savienības reakciju dažādu migrācijas izaicinājumu kontekstā. Un tāpat ir arī citi lēmumi svarīgi pieņemt saistībā ar šīm sarunām, piemēram, pamatiesību monitorings ar aģentūrām kas arī ir iekļautas aģentūras operatīvajās aktivitācēs. Pamatiesību ievērošana ir uh, visu Eiropas komisijas iniciatīvu pamatā, tā skaitā arī šīs iniciatīvas pamatā. Visas Eiropas uh, robežas un krasta apsardzes aģentūras un dalībvalstu kompetento iestāžu darbības uh, notiks saskaņā ar pamatiesībām. Aģentūra cieši sadarbosies ar nākamo Eiropas Savienības patvērumu meklēšanas aģentūru, lai atvieglotu piekļuvi patvērumu procedūrām. Aģentūra arī palīdzēs nodrošināt, ka tie cilvēki, kuriem nav nepieciešama starptautiska palīdzība, ka tie tiks atgriezt atpakaļ, ievērojot viņu pamatiesības. Es ceru, ka tad, kad nākamais parlaments sasākums būs sācis strādāt, priekšlikums izveidot Eiropas Savienības uh, patvēruma aģentūra tiks eh, pieņemts. Es arī vēlos piebilst, ka man ir ļoti žēl, ka iespēja ikmēneša diferenciālam maksājumam eh, darbiniekiem netika saglabāta galīgajā lēmumā. Šī pasākuma mērķis bija mm, padarīt šo aģentūru par pievilcīgu darba ņēmējiem mēs eh, nosūtīsim attiecīgi deklarāciju par šo tēmatu šim parlamentam. Visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, jauna politiskā vadība Eiropas integrētās robežu pārvaldības sistēmai arī tiks izstrādāta. Tas sevi iekļaus kapacitāšu plānošanu attiecībā uz eh, Eiropas robežu un krastu apsārdzi, tāpat arī nodrošinās konsekvenci ar Eiropas Savienības uh, kopējo mm, ārpolitiku. Tik tiešām ņemot ar šo jauno regulējumu, gan aģentūra, gan dalība valsts iegūs instrumentus, lai eh, atbildētu uz eh, krīzēm nākotnē pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Un visbeidzot, tas arī palīdzēs saglabāt eh, ilgtermiņa dzīvotspēju Schengens zonai Paldies jums par uh, uzmanību un es ar nepacietību gaidu diskusijas. Liels paldies komisāru kungam un tagad es došu vārdu Gajer kungam. Paldies priekšsēdētāji! Godātais komisāra kungs, darbie kolēģi, bez šaubām jaunais mandāts Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrai ir svarīgs solis, lai Eiropas reakciju migrācijas krīzē uzlabotu. Desmit tūkstoši operatīvo darbinieku, arī kuģi un lidmašīnas. Nu, jāsaka, tagad tā aģentūra tik tiešām var operacionāli darboties un tik tiešām arī glābt dzīvības. Ir nepieciešama finanšu resursi, lai to varētu īstenot, un tas manā skatījumā var funkcionēt tikai tad, ja mēs vienojamies par, par daudzgadu finanšu plānu, un tad to es gribētu šobrīd eh, vērst eh, valstu un valdību vadītāju uzmanību šo jautājumu, jo tiem, kas eh, uzskata, ka Eiropas ārējā robeža aizsardzība ir ļoti būtiska, tiem ir jābūt arī gataviem atvēlēt tām attiecīgas līdzekļas Eiropas budžetā un maksāt par to. Uh, Tā var būt tikai daļa no Eiropas Savienības uh, migrācijas politikas, uh, bet tas ir viens no ļoti būtiskajiem risinājumiem, un tas ir arī saistīts ar solidaritāti un solidāru bēgļu uzņemšanu. Tie arī, manuprāt, pieder. Paldies! Un tagad došu vārdu uz vienu minūti, ko Eliju kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, darbie kolēģi! Šī jaunā Eiropas robežu un krātas apsardzes um, regulējumu pieņemšana ir uh, solis pretī patiesai uh, mūsu robežu nostiprināšanai un Schengens pastiprināšanai. Šeit mēs runājam par desmit tūkstošiem robežu sargu. Uh, kas var tikt nosūtīti uz eh, šīm robežām un tām dalību valstīm, kur eh, šīs robežas ir visneaizsargātākās, vai kad tur notiek kaut kāda ārkārtas situācija. Bet, kā es vienmēr esmu teicis, eh, tas nenozīmē, ka dalību valstīm vajadzētu tagad atteikties no savas atbildības. Pus no šiem robežsargiem nāks no dalību valstīm. Uh, Vai Portugāla būs gatava 2021. gadā nosūtīt 110 uh, um, robežsargus no savu robežsardas dienesta? Es baidos, ka varbūt mēs Eiropas līmenī solām kaut ko tādu, ko dalība valsts nemaz nevarēs izpildīt. Un visbeidzot, aģentūrai būs arī nozīmīga loma um, atpakaļ atgriešanas. Uh, politikā attiecībās cilvēkiem, kas būs uh, ieradušies nelikumīgi, bet uh, šobrīd ir tā, ka daudzi lēmumi par cilvēku nosūtīšanu apakaļ nemaz netiek īstenoti. Manā rīcībā nav konkrētu datu gan par Portugālu, bet eh, jāsaka, ka arī ļoti daudzi patvērumu meklētāji aizbēg no tām valstīm, kurās viņiem ir sniegts patvērums un piecas valsts eh, šo te brīvo brīvo cilvēku aprit un Schengens noteikums ir, um, ir, ir pat ignorējušas. Kā, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti ātri izdarīts uh, darbs un paldies par to. Nīdermiller kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentei Mecels kundzei par ļoti konstruktīvu, ļoti atvērtu sadarbību. Bez šādas attieksmes mēs nebūtu spējīgi izstrādāt šādu ziņojumu. Es gribētu pateikties arī komisāram un personālam, kas strādā ar komisāru. 2015. gadā bēgļu skaists pie Eiropas robežām mm, pieauga un bija nepieciešams domāt par to, kā aizsargāt Eiropas robežas. Tā rezultātā 2016. gadā jau, jaunais priekšlikums par Frontex tika izstrādāts, un esošais priekšlikums ir, ir iepriekš minētā dokumenta aktualizēta versija. Uh, Šeit ir atsauce uz aģentūras darbu, uz to, ka robežu aģentūras personāls būtu jāpalielina un jāstiprina ar citiem resursiem. Un jādara viss, lai Frontex varētu turpināt veikt savu darbu un arī palīdzētu glābt cilvēku dzīvības uz jūras šai robežu un krasapsardz aģentūrai nevajadzētu vairīties no humanitāro uzdevumu veikšanas, nevajadzētu ieklausīties politiķos, kas dažkārt pauž eh, tādas sautīgas idejas. Esošais priekšlikums dod aģentūrai lielāku kompetenci, ir iespējams arī plašāk rīkoties tieši atpakaļ atgriešanas ziņā bet um, šādu atpakaļsūtīšanu attiecina tikai uz tiem bēgļiem, kas ir nonākuši Eiropas Savienības teritorijā. Politiski aģentūrai nav iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanai, arī viņi neregulē bēgļu pārvietošanu no vienas trešās valsts uz kādu citu trešo valsti. Priekšlikums stiprina aģentūras pilnvaras, arī humanitāro aspektu stiprina, ir atsauce uz pamatiesību ievērošanu Bet um, ir viena lieta, mm, kas uh, nav tik veiksmīga. Šeit ir atsauce uz labāku robežu apsardzi, bet padomē nevarēja vienoties uh, par kopējās patvērumu sistēmas izveidi. Dublinas uh, sistēmas reformai tiek likti šķēršļi, šeit parādās politiskā tuvredzība, un tāpat nebija veiksmīga šī vienošanās par patvērumu aģentūru arī šeit. Uh, dominēja egoistiskas eh, tendences. Tomēr mums ir jāturpina strādāt, mums ir nepieciešama visaptvaroša Eiropas patvēruma sistēma, un nākamais eh, parlaments strādās pie šiem jautājumiem. Vistisen kungs, viena minūte. Eh, paldies. Šis jautājums, par ko mēs runājam šodien, ir, ir ļoti svarīgs. Mēs atzīstam ārējo robežu nozīmīgumu ārējās robežas nekad nav tik rūpīgi analizēts, un nekad mēs neesam tik nopietni runājuši par to, ka ir jāaizsargā tieši ārējā robeža. Un 18 gadu kopš Schengens sistēmas ieviešanas ir pienācis laiks veidot eh, tādu stabilu robežu apsardz aģentūru. Mēs nevaram atbalstīt trialogu rezultātus. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums nav pilnīgs. Uh, Mēs esam nobežījušies par eh, šiem visiem aizsardzības mehānismiem un atrunām un atkāpēm. Uzskatām, ka šādā situācijā mēs nevarēsim nodrošināt pilnīgu drošību un arī nevarēsim nodrošināt bēgļu atpakaļ sūtīšanu uz izcelsmes valstīm. Uzskatām, ka šodien mēs runājam par eh, risinājumu, kas nav apmierinoši. Grīzbeks kundze, divas minūtes. Paldies, kolēģi, komisārkungs. kungs. 2018. gada septembrī Junkerkungs prezentēja reformu ideju par Frontex aģentūru. Un um, šeit es gribu pateikties uh, ziņojuma autorei par, par to, ka tā ir strādājusi, lai šo pirmo pārskatu izanalizētu. Un mēs no manas grupas puses, mēs uh, arī strādājam, tomēr nožēlojam, ka ne visos punktos ir panākts apmierinošs rezultāts. Mums ir nācies sasteigti strādāt, un tas ir mazinājis mm, efektivitāti un līdzsvaru mm, principu ievērošanu. Mēs uzskatām, ka mums ir tomēr jāsardā labāk, lai atbilstu mūsu pilsoņu gaidām, labāk aizsargātu mūsu mūsu robežas. E, šeit ir jāatcaucas arī uz kompetenci, uz budžeta jautājumiem, kas arī nav sakārtoti līdz galam. Uh, Vēl divi elementi, par ko gribētu runāt. Esmu eh, ļoti priecīga, ka mēs atbalstījām eh, pārstāvīgas aģentūras izveidi. Tur būs desmit tūkstoši personāla locekļi, kas nodarbosies tieši ar robežu apsardzi. Un, un mēs eh, uzskatām, ka arī šī te personu rezerve, kas eksistē šodien, ka rezervisti šāda sistēma nefunkcionē, tāpēc ir nepieciešams pastāvīgs uh, risinājums. Un otrkārt, es eh, arī uzskatu, ka ir jāatbalsta Frontex izglītības centra izveidi. Mēs eh, gribam pārkāpt šai, šai nacionālajai vīzijai par aizsardzību. Mēs zinām, ka mums eh, ir dalībvalstis ar fundamentālām zināšanām. Mēs negribam nekādā veidā mazināt brīvo pārvietošanos Schengen sistēmā. Un tāpēc mums ir jāstrādā pie Eiropas rīkiem, lai mēs varētu strādāt visas Eiropas vārtā, lai arī šī aģentūra varētu veiksmīgi sadarboties ar attiecīgo iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Un tāpēc mums ir jāizstrādā šī te eh, kultūra, Eiropas attieksme, to mēs darām caur izglītību. Uh, un šo te pieju es ļoti atbalstu, un vēlreiz liels paldies mūsu referentei Mecols kundzei, kas ar savu enerģētisko pieju, lielisko sadarbības gāru ļāva arī būtiski un ļoti ātri pavirzīt šo dokumentu uz priekšu. Un mēs e, arī no mūsu grupas e, puses esam gatavi arī atbalstīt balsojot šo priekšlikumu. Tālāk Albion Guzman kundze. Šajā sasaukumā parlamentā dažkārt sarunās mēs ignorējam humanitāro aspektu. Cilvēki mirst, migranti uz jūras arī iet bojā uzturēšanās centros. Uh, Un tāda ir šī patiesība, kas raksturo arī mūsdienu Eiropas Savienību. Mēs neesam radījuši drošus ceļus, mēs neesam izveidojuši humanitārās vīzas, mēs neesam arī izveidojuši drošus cilvēku uzturēšanās centrus. Un tad vismaz 18,300 cilvēku ir gājuši bojā. Ja uz vidusjūras pēdējo triju gadu laikā tieši ir noslīkuši un riskējot ar savu dzīvību, cenšoties um, arī sasniegt Eiropas Savienības krastus. Um, dažās dienās um, ir gājuši bojā pat vairāki simti. Un tagad Eiropas robežu un krasta apsardze būs militarizēta organizācija, desmit tūkstoši būs personāla skaits, robežsargu konkrēti, divi miljoni būs ikgada budžets. Mēs eh, to redzam kā tādu militarizētu Eiropas komisijas roku. Šāda militarizēta pieeja, tas ir ekstrēma labējo spēku sapnis, un tagad tā ir kļūst par realitāti. Paldies, Kākēlers kundze, divas minūtes. Vispirms es gribētu pateikties referentei par lielisko sadarbību, par ļoti ietverošu pieju sadarbībai. Uh, Un uh, parlamentā mēs esam pauduši ļoti konstruktīvu pozīciju, it tīpaši, kas attiecas uz glābšanas darbiem. Un mēs šajā parlamentā balstojām par Frontexu, par to, lai glābšanas mandāts Frontexam būtu īpaši spēcīgs. Mēs saprotam, ka vidusjūras reģionā katru dienu ir komunitārās krīzes situācija. Tātad mēs esam balsojuši un atbalstījuši, bet dalību valstu nostājas ir bijušas ļoti atšķirīgas. Ļoti bieži dalību valsts ir rīkošās pretēji glābšanas eh, dimensijas stiprināšanai, un tā tiešām ir problēma. Šobrīd Frontexam ir iespēja eh, glābt mm, cilvēks tikai tad, ja notiek robežu uzraudzības uh, operācija. Un tas, kas notiek nedaudz uh, tālāk, tas vairs nav šīs apsardzes darba joma. Tātad uh, viņi nodarbojas tikai ar Sicīlijas piekrasti, bet uh, cilvēki iet bojā dažādos vidusjūras reģionos, ne tikai šajā tuvākajā. Mēs cenšamies koordinēt mūsu darbu, bet neviens neredz to, ka Frontex nevar pildīt savu uzdevumu pilnīgi um, tad mēs vēl redzam daudz ko citu, piemēram, nevalstiskās organizācijas nevar brīvi darboties, un Frontex bieži vien darbojas tikai ar līdmašīnām, neviens mm, netuvojas Lībijas krastiem, un dažkārt ir situācijas, ka nav iespējams sazvanīt vai kontaktēties ar atbildīgajām personām, un tā arī cilvēki iet bojā, jo neviens nenāk viņus glābt un neviens arī nesniedz palīdzību Lībijas glābšanas centram. Eh, tad mums ir nepieciešama civila kapacitāte, lai cilvēki tiktu civilā veidā glābti vidusjūrā, un to varētu organizēt Eiropas Savienība, jo dalībvalsts atsevišķi negrib rīkoties. Mēs ne, nevaram gaidīt, mums ir jārīkojas pretējā gadījumā. Mēs tiešām arī noslīcinam kopā ar cilvēkiem Eiropas tiesību izpratni. Uh, Eh, Kelers kundze, vai jūs eh, pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no kolēģa? Nē. Atvainojiet, es eh, centos, saka priekšsēdētājs, bet kā Keller noraidīja iespēju atbildēt uz kārtīts jautājumu. Džēms Skundz, tālāk vienu minūti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Eiropas Savienība savās eh, bezmērķīgajos centienos sakārtot eh, migrācijas politiku, eh, kas nav sakarīga, tagad piešķirs 11 miljārdus eiro šim nolūkam. Iepriekšējā mēnesī Frans Timermans teica, ka Eiropā lūk vairs nesot migrācijas krīze. 2015. 16. bija, bet tagad ne. Ne Bet eh, šonadēļ vien Lībijas premjerministrs paziņoja, ka 800 tūkstoši migrantu kā minimums eh, ir gatavi doties uz Eiropas Savienības, Eiropas kontinentu. Tātad, kas mums ir 11 miljardi, 10 tūkstoši robežu sargu, un eh, kontrabandisti joprojām turpina strādāt. Spānijai ir savas problēmas, apvienotā karalistē ir savas problēmas, un vienīgā lieta, kas kas ir simtprocentīgi realizēsies, ir, ir Eiropas paziņojumi, ko, kas izskan no Merkels puses un kas nerisina šo problēmu. Eh, tālāk eh, Skota kungs divas minūtes. Eh, paldies priekšsēdētāji. Pēdējo dažu gadu laikā mēs esam redzējuši migrācijas plūsmu palielināšanos. Šīs plūsmas ir sasniegušas ekstremāls apjoms, bēgļi dodas uz Itālijas krastiem un ne tikai. Desmit tūkstoši robežu sargu. Tas ir šis jaunais spēks. Un ko tad šie spēki panāks? varētu domāt, ka tas būs milzīgs solis uz priekšu, liels izrāviens, bet eh, kā ir ar resursiem, kas atbalstīs šo personu darbu? Es domāju, ka resursu eh, apjoms nav pietiekams, un te ir jāņem vērā dalību valstu esošo ekonomisko situāciju. Palielināt šos atbalsta resursus nav iespējams, it īpaši Itālijā tas nav iedomājams. Un tad mēs nevarēsim arī piemērot sodus un mēs vispār ciešam no taupības pasākumiem, un tādā situācijā ļoti grūti ir virzīties uz priekšu. Vai šie robežsargi tiešām spēs efektīvi pildīt savu uzdevumu? Un uh, kā ir ar jūras robežu? Es domāju, ka šeit būs risks uh, tādā ziņā, ka tik milzīgs robežsargu skaits uh, kļūs eh, par tādu, ka pievilkšanas spēku nelegāla imigrācija vēl vairāk palielināsies, jo ir ļoti grūti rīkoties pret eh, dažādiem kontrabandistu centieniem. Ļoti daudz soļi ir spērti tieši uz atpakaļ. Un Es eh, domāju, ka esošais priekšlikums eh, nebūs tas, kas nodrošinās veiksmīgu šīs problēmas risinājumu. Iepriekšējā mēnesī Itālija ir samazinājusi šo plūsmu, ir mazāk uzņemti migranti Itālijā. Mēs saņemam no Frontex datus un tad rīkojamies. Mēs eh, esam ar savu pieeju, uzskatām, ka tā ir daudz efektīvāka par šeit piedāvāto. Uh, Varbūt vajadzētu vēlreiz pārdomāt šo jautājumu. Tālāk eh, Sinādionas kungs. Paldies. Jā, jākonstatē, ka Eiropas politika adaptējas, redzot realitāti, mēs eh, atkāpjamies no atbildības, mums eh, ir noteikti jānodrošina drošība. Tas ir tas, kas mums ir jādara, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu intereses. Tāpēc eh, robežām ir jābūt drošām. Varbūt eh, mums ir kopīgs liktenis, kopīgs uzdevums, un katrā ziņā ir uzdevums jādala. Un robežas mm, nav apstrīdams. Eiropas eh, Savienības intereses nav tikai tās, ko pauž Vācija. Ir jādomā, kā pat tiešām aizsargāt tādas valsts kā Grieķija un Itālija. Paldies, eh, Lenersa kungs, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Nīderlandes ārējā robeža eh, vairs nav mūsu valsts robeža, bet gan Lampedūza. Un tas mums ir milzīgs izaicinājums. Mēs varam risināt šo jautājumu tikai kopīgiem spēkiem. Un ja nākotnē mēs gribēsim gūt labumu no Schengenas sistēmas bez iekšējām robežām, mums ir skaidri jāsaprot, kāds ir migrantu mērķis, kāpēc viņi ierodas Eiropas Savienībā. Un ir jāspēj atgriezt uz izcelsmes valstīm tās personas, kas nav saņēmuši šeit patvērumu tiesības. Tāpēc krāsta apsardzes aģentūras darbs ir ļoti svarīgs. Šis te papildinājums plus 10 tūkstoši robežsargu ir ļoti svarīgs papildinājums. Tas ļaus mums efektīvāk kontrolēt ārējās robežas, kā arī tas ļaus mums labāk organizēt um, robežu kontrolas pārvaldību. Jo ir ļoti labi izmantot tās struktūras, kas jau ir mūsu rīcībā, kuras mēs varam stiprināt, un šāds pastāvīgais korpus noteikti ir laba ideja. Eh, turklāt tas vēl paplašinās eh, iespējas sadarboties ar trešajām valstīm, sniedzot palīdzību šīm valstīm, lai apturētu nelegālo migrāciju, kā arī lai nodrošinātu cilvēku sūtīšanu atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Tas ir ļoti svarīgs solis Šī iniciatīva palīdzēs uzlabot robežu uzraudzību, un es gribētu pateikties Robertai Metsolai par ļoti, ļoti labu efektīvo darbu. Paldies! Drošas ārējās robežas ir ļoti svarīgas, lai Schengenas zona varētu funkcionēt, un tāpēc esam ļoti priecīgi par to, ka tiek stiprināta Eiropas robeža sārdzē un krasta sārdze, taču ir uh, dažas dalībvalstis, kas nevēlas tajā visā piedalīties. Tieši tādēļ arī tie cilvēki, uh, kuri bēg tagad no patiesiem, no patiesiem draudiem, šie cilvēki tiek uh, uh, aizbiedīti atpakaļ, un līdz ar to viņi kļūst par upuriem. Un šeit es sevišķi runāju par bēgļiem no Lībijas. Mums ir nepieciešams saprast savu atbildību. Uh, gan starptautisko atbildību, gan arī kristīgu atbildību. Ja mēs šeit runātu par, par uh, patiesām vērtībām, tad būtu nepieciešams nevis novi, novirzīt cilvēku uz kādu trešo valsti un rīkoties šādi bezatbildīgi, bet mēs darītu savādāk. Mēs vēlamies noraidīt šādu attieksmi. Padomas pārstāvji šobrīd nav klāt, bet kā viņi rīkojās tad, kad tika runāts par patvērumu meklētāju dokumentu pakotne, kad būs kopīgie nosacījumi par legālo migrāciju, jo tikai tad mēs varēsim nākt klajā ar patiesiem risinājumiem uz mūsu ārējām robežām un darīt to saskaņa ar mūsu kopīgām vērtībām. Sipils kundze, vai Jūs varētu pieņemt uh, zilo kartīti no Šodrovas kundzes noteikti nē. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Kalmela kungs, vien minūte, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Ir fakts, ka Frontex būtu jāstiprina. Mums nepieciešams arī lielāks personāls. Tas ir labs pasākums, bet te pašā laikā. Uh, pieprasījums, lai būtu desmit tūkstoši jaunu darbinieku, tas, manuprāt, atsedz pamat problēmu. Mēs nevaram Eiropas Savienības problēmas risināt ar to, ka mēs vienkārši pieprasām vairāk uh, naudas, kas mums ir vajadzīgs, ir visaptveroši noteikumi, lai Eiropas Savienība atkal būtu tiesības uh, situāciju, uh, ne tikai kontrolēt, bet patiesi lemt, lai mēs varētu atkal būt noteicēji, kas iebrauks Eiropas Savienībā un kas neiebrauks. Bet šeit izskatās, ka vairākums vēlās panākt vienkāršu risinājumu, vienkārši vairāk naudas, bet pēc būtības tas tikai pasliktina problēmu, jo Eiropas Savienība nav gatava vēl vienai krīzei. Un tas nav arī Uh, saskaņā ar mūsu iedzīvotāju interesēm. Ja mēs vēlamies, lai mūsu savienība būtu tuvu iedzīvotājiem, tad ieņem vērā viņu intereses. Tāpēc es domāju, ka būtu nepieciešams vēlreiz notu, noturēt principiālu diskusiju. Vikstrāmas kundze. Pirmām kārtām sirsnīgi pateicos Robertai Mecelē par lielisku darbu, ko viņa ir ieguldījusi, un paldies arī par lielisku sadarbību. Paldies arī komisāram par ļoti labu priekšlikumu. Kad es dodos uh, ceļojumos pāri Eiropai, uh, es neredzu šeit robežas. Un šos vārdus esot teicis Vaclavs Hāvels. Un tieši tādēļ iekšēja robeža nojaukšana ir viens no lielākajiem sasniegumiem. Precizēšu runa nav par to, lai mēs būvētu tādu Eiropas pili, Eiropas nocietinājumu, bet lai mēs varētu kontrolēt cilvēku plūsmas, lai mēs pārliecinātos par to, lai drošības pārbaudas notiek un lai tas viss notiek kārtīgi, tā lai visi tie, kas ierodas un meklē starptautisko aizsardzību, tiešām tiktu pārbaudīti. Tas nozīmē, ka ir jāaizsargā robežas, un šīs robežas jāaizsargā, lai nepieļautu viltotu produktu produktu un uh, nelegālo ierieču ievešanu Eiropas Savienībā. Šobrīd priekšlikums, kas tiek izskatīts, tas nav saistīts ar pilnīgu federālo pieju. Tas ir, tas ir solis uh, uz priekšu. Es desmit gadus esmu strādājis Eiropas parlamentā, un šī ir pēdējā runa Eiropas parlamentā plenārsēdē. Vēlos pateikties pilnīgi visiem atceramies, ka draudzība paliek vienmēr, un tā mums tagad ir iespēja sākt visu no sākuma. Paldies! Jūs esat optimisti. Nu, dažreiz politika sagrauj draudzību, bet es domāju, ka jūsu gadījumā tieši tā draudzība paliks. Forences kundze, viena minūte ir jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! 1300 cilvēku ir zaudējuši dzīvības, un īstenībā pat vairāk. Šo skaitli mēs uh, redzējām jau 2013. gadā, bet pa šiem gadiem ir vēl vairāk cilvēku zaudējuši dzīvību. Mēs varam runāt par stingrāku robežu kontroli un par daudz ko citu, bet varbūt vajadzētu efektīvāku pieeju īstenot šeit. Jo Lībijas ostas nav drošas, tās tiešām nav drošas, tas ir skaidrs. Bet šķiet, ka Eiropas Savienība uzskata, ka uz Lībijas ostām drīkst sūtīt cilvēkus atpakaļ. Ir tā, ka vidusjūrā daudz cilvēku ir zaudējuši dzīvību, un mums ir nepieciešams panākt to, lai tas vairs nenotiktu. Ja bēgļi atkal tiek atgriezti uz Lībiju. Viņi tiks mocīti, viņi tiks spīdzināti un daudzos gadījumos nogalināti. Mēs nedrīkstam atgriezt cilvēkus atpakaļ uz šo valsti. Tas ir jāņem vērā. Mums ir no savas puses jādara tas, lai mēs tiešām rīkotos humāni. Paldies! Lūdzu, Valērija Konze, paldies! Priekšsēdētāji! ANO organizācija sniedz informāciju par to, ka daudzi cilvēki uh, dodas prom kara dēļ. Un uh, tagad mēs no ANO saņemam arī informāciju, ka arī klimata pārmaiņas veicinās migrantu plūsmas tieši tādēļ, ka klimata pārmaiņas negatīvi ietekmēs ekonomisko situāciju. Mēs varam rēķināties ar miljoniem klimata bēgļu. Un 600 miljoni cilvēku uh, ietekmēs arī jūras līmeņa paaugstināšana, daļa no viņiem ieradīsies Eiropā. Bet ko mēs sakam tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropā? Mēs esam gatavi investēt milzīgus resursus, lai viņi nebrauktu pie mums. Bet, manuprāt, tas ir vēl viens piemērs, kā cilvēki ļoti ierobežoti domā, labāk būtu tērē to pašu naudu, lai nepieļautu degradāciju, lai nepieļautu migrāciju. Lūdzu, Kraukungs. Paldies priekšsarētāji. Vēlos skaidru un gaišu pateikt, par ko mēs runājam. Kopēja patvēroma sistēmas reforma uh, nav veiksmīga. Dublinas noteikumi pēc būtības nav mainījušies. Uz Eiropu dosies arvien vairāk bēgļu, un pēc būtības nekas nav mainījies. Ārējā robeža ir Frontex rokās. Taču, ja mēs dodam naudu dažām valstīm vienkārši, lai viņi paveiktu mūsu darbu mūsu vietā, šķiet, ka tieši tāda ir mūsu pieeja šobrīd. Ideja bija tāda, lai šo sasniegumus izmantotu, lai varētu uh, panākt balsotāju atbalstu. Šādai reformai ir jābūt, taču ir svarīgi, lai dalību valstis varētu pašas pārvaldīt savas robežas. Komisija, izmantojot šo aģentūru, tagad varēs lemt, ka kāda dalība valsts netiek galā ar robežu aizsardzību un attiecīgi rīkoties. Ja prasības tiek izpildītas, tad nebūtu nepieciešams Eiropai iejaukties. Epitēdevs kundze, vien, viena, viena minūte lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Praksē mēs esam jau redzējuši, ka Frontex ir neveiksmīgs risinājums. Bet izskatās, ka Frontex tagad tiek vēl stiprināts un pārveidot to pēc būtības par aģentūru, kas aizsargā robežas un krastu. Šeit tiek runāts par desmit tūkstošu jaunu darbinieku, un Eiropas pilsoņiem būs jāmaksā, protams, viņu algas – Nodokļu maksātāja nauda tagad tiek izniekota šādai organizācijai. Dalību valstīm tiek atņemti instrumenti, ko šīs valsts var izmantot, lai varētu stiprināt savu, uh, savas robežas. Jo atceramies, ka tās joprojām ir valstu robeža. Praksē mēs esam redzējuši, ka Dažas valsts Eiropas Savienībā vienkārši eh, slēdz savu robežu tajā brīdī, kad uh, uznāk uh, jauna migrantu plūsma. Nu, piemēram, Grieķijā ir tā, ka Grieķija vienmēr tiek uzskatīta par to neveiksminieku, uh, bet uh, nevajadzētu tā par to izturēties. Dijas Demērā kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, paldies Robertai par ļoti labi paveiktu darbu. Un atceramies, ka imigrācijas un bēgļu pakotnes būtiskākie priekšlikumi joprojām vēl nav pieņemti tieši tagad ir padomē vai trialogā, un tāpēc tagad, kad mēs runājam par Eiropas robežu un krasta apsardzes nostiprināšanu, mums ir jāatcerās par integrēto pieeju, uh, tā lai varētu migrantu plūsmu pārvaldīt efektīvi un nodrošināt patiesu drošību Eiropas Savienībā. Te pašā laikā nedrīkstam ierobežot personu tiesības brīvi pārvietoties. Desmit tūkstoši jaunu darbinieku ir veids, kā var stiprināt uh, robežu un krasta apsardzes uh, darbību, Jābūt arī ļoti labai sadarbībai starp Eiropas Savienības dalību valstīm un, protams, sadarbībai arī starp valstīm, no, no kurām nāk bēgļi un uh, kur viņi gal galā nonāk. Mūsu Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi uzturēt patiesu drošības un taisnīguma telpu, un Eiropas parlamentā mums ir uzdevums panākt to, lai aģentūrai ir vajadzīgās kapacitātes un līdzekļi. Viena lieta ir absolūti skaidra. Šie robežsargi noteikti darbosies saskaņā ar startautiskajām uh, humānām tiesībām un jūras tiesībām. Tagad lūdzu Fajanas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es varu piekrist tam, ka mums ir nepieciešama labāka aizsardzībā un apsardzē pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Uh, jo tad arī Schengera zona varēs veiksmīgāk funkcionēt un arī migrantu plūsmas tiks kontrolētas. Es piekrītu tam, ka Frontex mandāts tiek stiprināts un desmit tūkstoši jaunu darbinieku līdz 2027. gadam būs īstais risinājums. Ļoti svarīgi tomēr, lai dalību valstis atcerētos, ka tām ir pienākums pamatā nodrošināt savas uh, robežas aizsardzību. Un Frontex būs tā aģentūra, kas nodarbosies as ar nelegālo migrantu atgriešanu. Rietum Balkānos būtu nepieciešams panākt jaunu vienāšanos, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Vēlos arī pabrīdināt, ka jaunie noteikumi par ārējām robežām uh, nebūs spēkā, ja arī uz iekšējām robežām šie noteikumi nedarbosies. Džambatska kungs, paldies priekšsēdētāji! Jā, ir paredzēta viena aģentūra, kas darbosies visā Eiropas Savienībā un saņems visu finansējumu, tad ir pareizi, ka tas ir Frontex. Ārējā robeža ir ārkārtīgi svarīga, jo mums ir jānodrošina brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā. Tāpēc esmu gandarīts par to, ka Frontex uh, pilnvaras tiek paplašinātas un arī pastāvīgais uh, darbinieku korpus ir pareizais uh, risinājums, jo tas ir veids, kā mēs varam apturēt nelegālo migrantu plūsmu. Eiropai ir jābūt slēgtai mājai, ja mēs vēlamies savus standartus aizsargāt. Taču dzīvot Eiropā nav nekāda privilēģija. Ekonomiskie migranti, kas nedzīvo saskaņā ar mūsu vērtībām, nedrīkst iebraukt Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies! Tagad tur tas Sona kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs Varam atcerēties tos 18,000 cilvēkus, kas ir miruši vidusjūrā, būdami bēgļi, un uh, viņi zaudējuši savu dzīvību vidusjūrā. Šeit uh, bēgļu uh, noteikumi tagad netiek joprojām apstiprināti, un tagad mēs uh, investēsim vēl miljoniem eiro bez uh, pilnīga, pilnīgi nepārprotama mandāta. Uh, kas būtu saistīts ar glābšanas uh, pasākumiem. Galu galā sanāk tā, ka valdības ir atbildīgas un, piemēram, no Barcelonas nedrīkst izbraukt uh, ūdens transporta līdzekļi, lai varētu glābt cilvēkus. Un es domāju, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk to visu sistēmu reformēt. Tagad lūdzu, Gāla kungs, pusotra minūte. Gālas kundze, paldies priekšsēdētāji. Teorētiski Frontex var palīdzēt aizsargāt Eiropas Savienības ārējo robežu. Tā tomēr pārsvarā ir Eiropas Savienības dalību valstu atbildība. Un ja mēs stiprināsim Frontexa pilnvaras, tas diez vai apdraudēs dalību valstu spējas aizsargāt savas robežas. Ir jābūt sadarbībai. Jautājums ir par to, vai praktiski šo sadarbību varēs nodrošināt. Ļoti žēl, ka tā vienošanās, kas ir panākta, neļauj šobrīd Frontexam atbalstīt tādas iestādes, kas strādā Maķedonijā un citās trešajās valstīs. Un tieši tādēļ nebūs iespējas patiesi nodrošināt nelegālo mi migrantu atgriešanos. Mēs vienmēr esam runājuši par to, ka robežu kontroli ir jāstiprina. Un mēs esam daudz ko darījuši, lai varētu aizsargāt Eiropas Savienības ārēju robežu, un līdz šim neesam saņēmuši lielu atbalstu. Un mēs nekad neesam saņēmuši nekādu finansiālu atbalstu. Gijoms, vienu minūtu. Eh, tas ir skaidrs, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas robežu apsardz aģentūru, tāpēc es atbalstu šo reformu. Tomēr šeit ir noteikti jāpapildina šis darbs, kontrolējot arī pamatiesību ievērošanu. Ļoti žēl, ka viss nav paveikt šai ziņā. Uh, Ļoti žēl, ka mēs nevarējām aktivizēt uh, darbu uh, tieši Frontex pusē glābjot cilvēks. Uh, daudzi tūkstoši ir gājuši bojā 2018. gadā. Un tāpēc um, aģentūrai vajadzētu saņemt arī šo uzdevumu, veikt efektīvāk glābšanas darbus. Um, un vajadzētu darīt visu, lai dalība valstis uh, neslēgtu savas robežas un uzņemtu arī cilvēkus, kas ir nonākuši neapskaužamā situācijā. Un arī ļoti žēl, ka nav patiesas reformas attiecībā uz patvēruma sistēmu, jo projām ir dalība valstis, kas bloķē šo piedāvājumu jau divu gadu garumā. Tomāšiņš skundze, viena minūte. Frontex treba imati ulogu uz zaštitu. Paldies, priekšsēdētāji. Frontexam ir jāpiešķir loma ārējo robežu aizsardzībai Eiropas Savienībā, bet eh, aģentūras, eh, robežu un krasta apsardzes aģentūras izvēle, manuprāt, ir eh, nepareiza. Tāpēc labāk vajadzētu veidot kaut kādas ātrās reaģēšanas spēks, kas ārkārtas situācijās vajadzētu, varētu reaģēt. Šobrīd ir tāds birokrātisks, ļoti birokrātisks uh, dienests izveidots. Uh, Legālās migrācijas problēma, nelegālās migrācijas problēma ir jārisina, bet uh, vetot migrants no vienas trešās valsts uz citu, tas neko daudz nepalīdzēs. Vajadzētu šos cilvēkus nogādāt viņu izcelsmes valstīs. Ar šādu politiku mēs nolemjam sevi mig migrācijas, nelegālai migrācijas apkarošanai, neveiksmīga nelegālās migrācijas apkarošanai mums ir nepieciešamas dramatiskas izmaiņas, nevis tikai kosmētiskas. Paldies! Doamna Kienge, un minut. Kienges kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Ar lielu atbildības sajūtu šīs parlaments ir uh, aizsācis reformu regulējumam, ar kuru uh, izveido Eiropas robežu un krasta apsardz. Mums ir izdevies uh, pārvarēt iekšēju sašķelšanos, mēs esam vienojušies par tekstu, kas, protams, varētu būt ambiciozāks, bet jebkurā gadījumā uh, Tas pavisam noteikti nāks par labu, lai konsolidētu vienu no četriem pīlāriem, ko komisija Eiropas migrācijas darba kārtībā identificēja, proti ārējo robežu pārvaldību. Bet es gribētu jums atgādināt, ka komisija tajā pašā pīlārā mudina Eiropu arī pastiprināt glābšanas un meklēšanas operācijas jūrā. Robežas, protams, ir labāk jāpārvalda un efektīvi jāpārvalda, bet tas ir jādara pilnībā ievērojot cilvēktiesības. Mēs atbalstīsim šīs reformas un uh, prioritāte būs arī reformēt Eiropas kopējo patvērumu sistēmu, un mēs uh, šīs cilvēktiesības arī tāpat aizstāvēsim. Tāpat arī jāuzsver glābšanas operācijas jūrā. Paldies, Radev kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Es pavisam skaidri atceros, ka pirms pieciem gadiem es saņēmu savu mandātu, kļuvu par Eiropas parlamenta deputātu, un tajā laikā robežu un krasta apsardzes izveida bija tāds tikai miglēns projekts. Mēs domājam, ka tas ir kaut kas tāds, kas tikai kaut kur ap 20, 30. Mm, gadu varētu realizēties. Bet jau gadu vairāk, gadu vēlāk eh, bija vairāk nekā miljons migrantu un bēgļu, kas bija šķērsojuši mūsu ārējās robežas. Un eh, pat ja robežas sargi bija labi sagatavoti, uh, vispārīgā ziņā viņi nebija sagatavoti stāties pretī šādam fenomenam, viņiem nebija attiecīgo prasmu. Mēs spriedām, ko darīt, lai varētu aizsargāt krīžu brīžos mūsu robežas, un mēs sapratām, ka Schengen sistēma ir īpaši svarīga. Tad, kad ir pietiekami spēcīgas ārējās robežas, mēs sapratām, ka Eiropai ir um, jānodrošina uh, jāgarantē drošības ārējām robežām, un tagad četrus gadus vēlāk mēs runājam par šo robežu un krāsta apsardzes aģentūras izveidi, kurā būs desmit tūkstoši robežsārgu, jauns pilnvaras un tā tālāk. Es domāju, ka šī jaunā aģentūra ir reāls solidaritātes apliecinājums starp dalību valstīm visā Eiropas Savienībā, gan tiem, kas dzīvo iekšienē, gan pie ārējām robežām. Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies runāt desmit deputāti. Es gribētu aicināt uh, Gribētu visiem piešķirt iespēju izteikties, bet gribētu aicināt visus neiztērēt vairāk par vienu minūti, jo pulkstens piecos ir paredzēta balsošana un līdz tam laikam mums ir jāizskata vēl viens darba kārtības punkts. Tāpēc lūdzu nepārsniedziet vienu minūti. Šoidravs kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Mums ir sev jāatgādina, ka šis eh, priekšlikums atbil, ir, ir atbild uz lielo kļūdu, kas tika pieņemta 15. un 16. gadā, kad netika adekvāti nodrošināta ārējā robeža un to šķērsoja līdz pat diviem miljoniem bēgļu un migrantu. Daži no viņiem tik tiešām bija bēgļi, kas bēga no kara šausmām, bet uh, daudz cilvēku nebija īsti, nevarēja īsti pretendēt uz um, patvērumu, un viņus ir jāatgriež atpakaļ. Un tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai kontrolēt savas robežas un uh, drošību uz robežām. Gadījumā ja atkal miljoni vai, vai pat tūkstoši migrantu šķērsot robežu, šī drošības sajūta tiek zaudēta, un tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Pēc uh, trīs gadu labās funkcionēšanas jaunā aģentūra varēs nodrošināt brīvu kustību Schengenas zonā. Es uh, esmu priecīgs par to, ka desmit tūkstoši cilvēku lielajā, lielais pastāvīgais korpus tiks izveidots. Es domāju, ka tas stabilizēs situāciju uz ārējām robežām. Manuprāt, tas bija tā vērts, ņemot vērā visu šo procedūru saistībā ar patvērumu piešķiršanu. Tas ir svarīgi ne tikai Schengens zonai Es esmu apmierināts, ka ārējo robežu kontrolē Eiropas Savienībai būs lielāka noteikšana. Stīvens Skundz, lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Frontex. Pirmoreiz tas bija 2016. gadā, kad Frontex tika dots uzdevums iejaukties vairāk um, lai atgrieztu to cilvēku, kam netika piešķirts patvērums. Šobrīd mēs atbalstam Frontex atkal jo šis ir solis pareizā virzienā. Frontexam ir ārkārtīgi svarīga loma, lai īstenotu mūsu migrācijas politiku bet tas var darboties tikai tad, ja mums būs drošas un spēcīgas ārējās robežas, un Frontex mums palīdz to īstenot ar lielākiem resursiem, ar vairāk darbiniekiem, varēs tikt labāk galā ar dažādiem uzdevumiem. Jāsaka, ka Frontex var palīdzēt arī atgādāt griezt atpakaļ cilvēks, kam šeit nepienāks patvērums, piemēram, no Marokas uz kādu citu, ne Eiropas Savienības valsts, piemēram, Nigēriju. Šo iespēju mēs līdz šim esam palaiduši garām, un tas ir ļoti žēl, ka tā. Paldies! Paldies! Es gribētu vispirms izteikt nožēlu, ka par šādu svarīgu tematu, kur ir runa par tik milzīgām naudas summām, miljardiem eiro, uh, šeit mēs nevaram uh, uzklausīt atbildes uz jautājumiem, bet pavisam noteikti risinājums ir tiesiskums. Ja cilvēki vēlas uh, iebraukt Eiropas Savienībā nelegāli, tad ir, mums ir jābūt ļoti stingriem, ir jābūt ļoti stingriem noteikumiem, kas viņus atgriež atpakaļ, bet no otras puses ir jābūt arī definētam uh, legālam ceļam, lai cilvēki varētu lūgt patvērumu, tādēļ, ka visas civilizētās nācijas. Uh, Um, piekrīt sniegt patvērumu tiem, kas tiek vajāti. Bet es apšaudu, vai 11 miljārdi eiro un papildus resursi de, birokrātijai ir nepieciešami, lai palīdzētu. Es domāju, ka daudz labāk būtu vienkārši piemērot likumus. Paldies! Paldies Bogoviču kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Es esmu ļoti gandarīts redzot, ka Eiropas parlaments ir panācis vienošanos attiecībā uz uh, ārējo robežu aizsardzību un ka tas garantēs mieru, labklājību un stabilitāti Eiropā, kā arī Schengen sistēmas funkcionēšanu. Bet, diemžēl, mēs uh, šajā sakarā 2015. gadā nevarējām vienoties, bet tagad, divus gadus vēlāk, mēs esam visbeidzot sapratuši, ka mums ir vienkārši jāaptur nelegālā imigrācija. Es esmu pārliecināts, ka vēl ir jāveic papildus soļi Frontex mandāts ir jāpapla, jāpaplašina arī attiecībā uz cilvēku atpakaļ atgriešanu no trešajām valstīm uz citām trešajām valstīm. Es esmu no Slovenijas un desmit tūkstoši cilvēki šķērso katru dienu mūsu robežu. Akal tie skaitļi pieauga pēdējā laikā, un es nedomāju, ka nākotnē tas kaut kā mainīsies. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki, kas ierodas no Bosnijas un Serbijas, var tikt atgriezt uz trešajām valstīm ar Frontex palīdzību. Paldies! Nākamais runātājs. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Esmu Spānijas eh, sociālists, esmu proeiropeiski noskaņots un es eh, saprotu, cik svarīgs ir šis jautājums drošības un tiesiskuma kontekstā. Drošas ārējās robežas ir ļoti svarīgas un tāpat arī Eiropas robežu un krasta apsardzes dienas ir ļoti būtisks ar desmit tūkstošiem cilvēku ar um, augstām izmaksām. Mēs Spāņi esam uh, iesnieguši grozījumus par pamatiesību aizsargāšanu, arī par šo cilvēku iz, uh, dislokcēšanu, bet ticiet man, uh, man ir tāda tomēr rūkt pēcgarša, jo šeit ir, zinām, nelīdzsvarotība ņemot vērā humanitārās tiesības, un tādēļ, ka ir trūkus solidaritāte ar, um, uz, uz dienvidu robežām Spānijā un, būtībā, Eiropas Savienībā, kur daļa ir arī Spānijas robežas. Nu, esam saņēmuši bonus, un tāpat arī Dublinas sistēma šeit ir aprakta, un es domāju, ka tas viss būs jārisina nākamajā parlamentā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Saka nākamais runātājs. Es eh, gribētu teikt, ka ņemot vērā lielās migrācijas plūsmas, kas joprojām ierodas Grieķijā, tas varētu būt risinājums. Nesen notika, Zamasā notika protesta gājiens, jo iedzīvotāji vienkārši nevar uzņemt vairāk uh, migrants un nelegālos bēgļus. Frontexam ir jāuz, jāpastiprina loma. Frontexam ir jāspēj strādāt nopietnāk attiecībā uz um, ārējām robežām, ne tikai jūras robežām, jo šobrīd mēs redzam arī, ka ļoti daudz cilvēku šķērso sauszemes robežas. Un tāpēc mums ir nepieciešams konkrēti uz, uzlabot to darbu, kuru sniedz Frontex arī Ebrusā. Frontexam beidzot ir